Dove inizia questo? Allora, buongiorno. Labdien visiem kolēģiem! Paziņoju, ka mēs atsākam Eiropas parlamenta sēdi, kas tika pārtraukta 11. decembrī. Iepriekšējās tātad 11. decembra sēdes protokoli ir visiem pieejami, vai ir kādi iebildumi? Acīm redzot, nē, tādā gadījumā eh, protokols tiek eh, apstiprināts. Daži paziņojumi no manas puses eh, pēc Alana Smita kunga ievēlēšanas apvienotās karalistas parlamentā. Parlaments paziņojumu, ka atbilstoši eh, Eiropas eh, parlamenta pārstāvu ievēlēšanas eh, likumam tiešās vēlēšanās šis, šī funkcija ir neatbilstoša ar viņa darbu Eiropas parlamentā un paziņo, ka atbrīvojas vakance viņa vieta atbilstoši 13, sākot ar 13. decembri. Sociāldemokrāta grupa man ir darījusi ziņā, zināms dažus paziņojumus par izmaiņām izmaiņām vienā komitejā un vienā delegācijā. Šie, šīs izmaiņas tiks iekļautas eh, šodienas eh, sēdes protokolā un stāsies spēkā paziņojumu eh, datumā. Envi un Inta komitejas ir iesniegušas trīs grozījumus parlamenta tekstiem atbilstoši 241. pānta 4. punkta noteikumiem protokolā. Tās pieņems, ja vien 24 stundu laikā pēc to paziņošanas neiebilst kāda politiskā grupa vai deputāta skaits, kas sasniedz mērķi minimālo slieksni. Tātad, ja viņi neprasa, lai par to notiek balsojums. Šie grozījumi ir pieņemti plenārsēdes mājaslapā un uh, virsraksti atspūļosies arī sēdes uh, protokolā. ITRA un TRAN komitejas ir nolēmušas uzsākt starpiestāžu sarunas uh, pirms uh, pirmā lasījuma padome atbilstoši 72. pantam mūsu reglamentā. Uh, parlamenta pozīcija, kas ir pieņemta pirmajā lasījumā, kas ir mandāts šo sākumu uzsākšanai, pieejams uh, plenārsēdes mājaslapā un attiecīgi nosaukumi tiks publicēti. Um, pret, protokolā. Esmu saņēmis informāciju, ka uh, priekšstādātāja konferences nav saņēmusi nekādus iebildumus pret ekonu komitejas uh, priekšlikumu. Neiebilst īstenošanas aktam atbilstoši 112. pāns 4. punktam eh, reglamentā. Uh, šis ieteikums ir pieejams plenārsēdes mājaslapā. Ja neviena politiskā grupa vai deputāta skaits, kas sasniedz minimālos slieks 24 stundu laikā, neiebilst, tādā gadījumā mēs uzskatām, ka šīs rekomendācijas būs pieņēmas un tas uh, Uh, pretējā gadījumā, ja būs kāds iebildes, tad mēs par to balsosim. Atbilstoši 145. pānta otriem punktam esmu saņēmis Empul uh, komitejas uh, lūgumu veikt konsultācijas ar ekonomisko un sociālo lietu komiteju attiecībā uz atbilstošu cilvēku cienīgu minimālo algu Eiropā. Ja 24 grupu, stundu laikā neviena politiskā grupa vai deputāts skaits, kas sasniedz minimālos lieksti, neiebilst, tad mēs uzskatīsim to pār apstiprināt. Pretējā gadījumā būs jābalso par šo jautājumu. Tātad eh, pār eh, parastos likumdošanas kārtā aprakstītajiem tiesību aktiem gribētu paziņot, ka eh, trešdien atbilstoši parlamentu 79. punktam reglamentā es parakstīšu kopā ar padoms priekšsēdātāju trīs likumdošanas aktus, kas ir pieņemti parastās likumdošanas kārtībā, un šo likumdošanas aktu nosaukumu atspogļosies sēdes protokolā. Un tagad pārējām pie mūsu darba kārtības. Tātad priekšsādātāja konferences 11. decembrī apstiprināja darba kārtību un atbilstoši 154. pantam jums tā ir pieejama. Un tad ir daži lūgumi izdarīt grozījumus. Pēc konsultācijām ar politiskajām grupām es gribētu ierosināt sekojošas darba kārtības izmaiņas. Tātad par ceturtdienu runājot. Balsojums par komisijas paziņojumu par tiesiskumu Maltā pēc eh, neseniem atklājumiem saistībā ar Dafnes Karonas Galicijas nogalināšanu, eh, tātad, lai tas tiktu pārcelts uz trešdienu attiecīgi. Eh, termiņi tad būtu sekojoši. Rezolūcijas priekšlikumi līdz pirmdienā 16. decembrī pulksten septiņiem grozījuma rezolūciju priekšlikumiem un kopīgiem rezolūciju priekšlikumiem 17. decembris pulksten 12 grozījumu grozījumi eh, kopīgiem rezolūciju projektiem līdz 17. decembrim 2013. un balsojumi. Tātad eh, atsevišķie balsojumi 17. decembrī 2019. vai ir kāda iebilduma? Iebildu acīm redzot nav, tādā gadījumā pieņemam šo izmaiņu. Tālāk par otrdienu zaļā Zaļo uh, grupa ir lūgus, lai debats par komisijas paziņojumu pār Eiropas Savienības invaliditātes stratēģiju pēc 2020. gada, lai tā noslēgtos ar rezolūciju, par uh, kuru tad tiks balsots vienā no nākošajām sesijām. Dodu vārdu Katrīnai Langens Cīpenai, uh, lai viņa pastāstītu par šo zaļo grupas priekšlikumu. Lūdzu, jums vārds. No? jā. Nav. Guten Abend. Labu vakaru, priekšsādātāji. Rīt plenārsēdē paredzētas debatas par Eiropas Savienības stratēģiju cilvēkiem ar eh, invaliditāti 2020. Um, gadam. Es vēlētos likt priekšā sagatavot arī rezolūcijas projektu kas sagatavot, būtu sagatavota vadošajā MPL komitejā un februāra plenārsēdē tiktu pieņemta. Iemesls tam ir tāds, ka invaliditātes stratēģija Eiropas Savienībā šobrīd ir savu termiņu beiguši un jāsaka šobrīd šis parlaments vēl nav devis savu ieguldījumu tālāk stratēģijas izstrādē. Tāpat laikā cilvēki ar invaliditāti Eiropas Savienībā joprojām sastopas ar plašu diskrimināciju un uzskatu tāpēc par vajadzīgu, lai jaunajā es, lai jaunā es stratēģija būtu ambiciozāka un aptverošāka. Šiem uzpēc, domāju, arī parlamentam vajadzētu dot savu ieguldījumu rezolūcijas formā, pirms komisija izstrādā stratēģijas, nākotnes stratēģijas projektu. Domāju, ka šeit, eh, Eiropā, kur dzīvo tik daudz cilvēku ar invaliditāti, invaliditāti, mums ir jāspēj attaisnot viņu cerības, eh, ko viņi uz mums liek. Un tāpēc gribu cerēt, ko tā tie kolēģi, ka jūs atbalstīsiet šādas rezolūcijas izstrādi, tā lai par to varam nobalstot februārī. Honorē. Paldies Langens eh, Vipens kundzei, un tagad dodu vārdu eh, kādam izteikties pret šo priekšlikumu, ja kāds grib izteikties pret. Tā tad, vai kāds grib izteikties pret? Nē. Labi, tādā gadījumā balsojam par eh, šo priekšlikumu. Kurš ir pār? Uh, eh, Langenes iepienas kundzes priekšlikumu. Lūdzu, paceliet roku. Kas pret? Atturas. Pieņemts. Tādā gadījumā debats par komisijas paziņojumu par uh, Eiropas Savienības stratēģiju par eh, invaliditāti pēc 2020. gada noslēgsies ar rezolūciju, par kuru balsos kādā no turpmākajām uh, sesijām. Tālāk. Uh, otrdiena sociāldemokrāta grupa ir lūgus, lai komisijas un padomas paziņojums par COP25 paz, uh, rezultātiem tiktu pievienots rīta sesijā kā otrais darba kārtības jautājums. Bonafē kungam vārds tātad izteikties par šo priekšlikumu. Bonafē Bonafē kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, vakar uh, noslēdzās COP25 darbs ar uh, nu, tādiem vājiem, jāsaka, rezultātiem, vāju apņemšanos no valstīm un, jāsaka, tāda liela izgāšanās attiecībā uz to, kas tika sagaidīts, ne tikai tātad, lai veiktu kādas konkrētas darbības, lai cīnītos pret klimatiskajām izmaiņām. Gribu atgādināt kolēģiem, ka nāko otrdienas. No Eh, mums ir paredzēta eh, ārkārtas sēde par šo zaļo kursu, par Eiropas līderu vadību šajā jautājumā, un eh, pagājušā plenārsēdē Strasbūrā mēs arī nobalsojām par rezolūciju par steidzamību klimatisko izmaiņu laikā, un tāpēc ir nepieciešams runāt arī par COP25 rezultātiem, lai saprastu, kā mums virzīties uz priekšu. Paldies Bonafē kundzei! Vai kāds ir pret šo priekšlikumu? Vai kāds grib izteikties? Lūdzu, jums vārds. Yes, you, Jā, paldies priekšādātāji. Piekrītu tam faktam, ka mums ir vajadzīgas diskusijas par COP25 Madridē, jo tās rezultāti tiešām bija skumdinoši, bet tāpat laikā tagad to pievienot darbu kārtībai otrdienas rītā godātie sociālistu draugi būtu mazliet eh, neriktīgi, jo tas nozīmē, ka neveltīsim pietiekamu uzmanību debatēm par situāciju Maltā. Ņemot vērā tur esošos notikumus un nu, nesenos notikumus šobrīd, ir, pēc, ir ļoti svarīgi visu uzmanību koncentrēt uz šīm debatēm, tāpēc es arī um, gribētu teikt, lūko, lai arī atbalstu atbalstu šī jautājuma izskatīšanu, bet varbūt mēs to varam pievienot otrdienas pēcpusdienas darbu kārtībai. Un, manuprāt, tas būtu ļoti piemērots laiks. Un tāpat laikā no rīta varēsim nodrošināt pilnvērtīgas debatas par ļoti nopietno situāciju Maltā. Paldies! Paldies! Tā tad eh, kolēģi nav pret, bet eh, Bonafē kundze. Nu, tautas partija galīgi nesako šim kursam. Mēs lūdzam, lai šīs debats notiktu otrdien no rīta, jo otrdien no rīta ir pietiekami daudz laika, lai to darītu. Otrdien pēcpusdienā ir ļoti, ļoti daudz tēmas paredzēts darba kārtībā. Bet, nu, mums nav nekādas problēmas. Der arī, ja mēs runāsim otrdien pēcpusdienā, nav svarīgi, bet kas svarīgākais, ka mēs runāsim par šīs izgājušās konferences rezultātiem. Paldies! Tātad Ja Bonafē kundze piekrīt, tad mēs balsojam pār otrdienas pēcpusdienu par šī darba kārtības iekļaušanu otrdien pēcpusdienā. Tātad kas ir lūdzu pār šo deskušu paredzēšanu otrdien pēcpusdienā? Kas pār, pret, atturas, pieņemts. Tātad uh, pazemes komisijas paziņojums par COP25 rezultātiem tiek uh, pievienots pēcpusdienas uh, sesijā, pēcpusdienas darbkārtībā otrdienā. Tā tad tālāk. EKR grupa ir lūgusi attiecībā uz vardarbīgo darbību Irānā, tātad, lai šis jautājums noslēgtos ar rezolūciju, un tad tas būtu kā piektais jautājums. Attiecīgās dienas darba kārtība. Fotigas kundzei vārds. Paldies, paldies kolēģi! Es gribētu lūgt jūs piekrišanu, lai mēs šo jautājumu iekļautu darba kārtībā. Es zinu, ka tas ir tāds īpašs laiks, laiks pirms Ziemassvētkiem, bet diemžēl mēs jau zinām šobrīd, ka aptuveni 1500 cilvēki ir tikuši nogalināti Irānā nesenos protestu apspriešanas mēģinājumu laikā. Neskatoties uz visām grūtībām, tāpat laikā opozīcijas pārstāvi un protestētāji, tostarp arī nepilngadīgie, cenšas joprojām eh, šos nogalintos cilvēkus visus nosaukt vārdās, nu, tā teikt, eh, nu, visus šais demonstrācijās bojā gājušos uzskaitīt, saskaitīt. Un mūsu balss, ja mēs tagad šo jautājumu izskatītu, nāktu īstajā brīdī, lai iestātos par šiem protestējošiem Irāņiem. Viņiem tas tiešām ir dzīvības un nāves jautājums ļoti daudzos gadījumos, īpaši tiem, kas ir iemesti cietumā un joprojām cieši no ļoti nedrošās situācijas. Tāpēc gribētu lūgt jūs, godātie kolēģi, dot jūsu priekšumu šī jautājuma iekļaušanai darba kārtībā. Paldies, Fatigas kundzei, un tagad dodu vārdu Ja kāds grib izteikties pret šo priekšlikumu vai kāds grib izteikties pret Banafē kundze, lūdzu, Banafē kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, bet, eh, nu, negribu runāt eh, pret, bet eh, man ir priekšlikums, jo, kā zinat, arī mūsu grupa ļoti stingri nosoda šīs, šo vardarbību pret cilvēkiem. Bet, lai būtu tādas labas debats ar rezolūciju, nu tad tas būtu labi janvārī to darīt, jo tēma ir ļoti svarīga un noteikti nepieciešams vispārīgas diskusijas pār attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu, un tur jārunā arī par tādiem jautājumiem, kas saistās ar šo vienošanos kodolieroču jomā un vispār jārunā par cilvēktiesību jautājumiem plašāk. Paldies, Fotīgas kundze! Vai jūs pieņemat Banfē kundzes priekšlikumu? Tā tad pārcelta debatas un rezolūcija uz janvāra plenārsēdi. Think... Domāju personīgi. Un jāsaka, esmu cilvēks ar plašu pieredzi, kas protestos pret komunismu. Es vienkārši zinu, cik ļoti svarīgi, cik ļoti būtiski ir sniegt atbalstu tiem, kas šādos gadījumos cieš. Es, protams, saprotu, ka vairākums acīm redzot teiks savu vārdu šajā parlamentā. Un ja vairākums lems par to, ka šīm debatēm jātau pārceltām uz janvāri, nu tad tā, protams, notiks. Bet jāsaka, es tomēr gribētu vispirms priekšlēdētāji laipni jūks jums, lūgt jums nākt vismaz klajā ar paziņojumu, jo domāju, ka parlamenta balss šai ziņā ir ļoti nozīmīga. Uh, Fotīgas kundze neatsauc savu uh, lūgumu, tātad kurš par uh, Fotīgas kundzes priekšlikumu lūdzu paceliet roku? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Tā tad. Uh, Jūs gribat pārbaudīt elektroniski? Man it kā šķiet, ka bija skaidrs rezultāts. Kāds gribēja pārbaudīt? Labi, tādā gadījumā pārbaudam. Sākam balstot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad augstā pārstāvja paziņojums par nesenajiem vardarbīgiem notikumiem Irānā apspiežot manifestācijas tiek pievienots kā piektais punkts, un attiecīgi par rezolūciju tiks balsots ceturtdien, laika termiņi sekojoši. 17. decembris līdz 2012. var iesniegt rezolūciju projektus, tad grozījumi kopīgajiem rezolūciju projektiem projektiem, tad līdz 18. decembrim 2012. grozījumu kopīgiem rezolūciju projektiem un 18 decembris 2013 un uh, atsevišķie un dalītie balsojumi 18. decembris 2019. Tātad iesniedziet šos priekšlikumus. Labi, līdz ar to esam noslēguši šo daļu. Uh, Festkungs lūdzu, svārdu lūdzu. Jā, es gribētu teikt paldies, un gribētu kādam deputātam teikt paldies. Mīļais Naidžel Farāģi, jūs bijat daļa no Brexit, un jūs ar to parādījāt, ka pat pretdemokrātiski iestāde kā Eiropas Savienība ir reformējama un ir cerība uz nacionālajai demokrātijai. Runātais tiek pārtraukts. Jo, mm, misiem. Eh, man šķiet, ka esmu vienmēr atvērts attiecībā uz visiem, kas eh, grib izteikties tā, ka vajag tikai mm, palūgt, bet nu nedrīkst eh, palūgt, lai runātu it kā par regul regulēntu un tad uzsāk kaut kādu debati. Nu, tas nav īsti korekti. Paldies. Grāts. L'ordine dei lavori è... Tā tad esam apstiprinājuši mūsu sesijas darba kārtību un Jā, gribu atgādināt, ka e, šķiet, ka jums ir kaut kāda īpaša attieksme attiecībā uz e, šādām diskusijām, kas nāk īpaši no mūsu puses vairāk kārt. Esam dzirdējuši, ka e, kolēģi izsakās un uzsāk debats par kādu jautājumu, kas neskar reglamentu. Vienkārši gribēju lūgt nodrošināt zinām līdzsvaru. Dzanī kungs, saka priekšsēdētājs, atgādinu jums, ka Eh, dažādu grupu pārstāvi ir eh, izteikušies, ir viņiem aizrādīts un arī sankcijas ir izteiktas. Ja eh, jūs runājat par kaut ko citu, nu tad tas neatiecas uz reglamentu. Will... Godātie kolēģi, turpina priekšsēdētāji, ķersimies pie darba kārtības pirmā jautājuma šovakar, un tas ir komisijas paziņojums. Rumānijas 1989. gada decembra revolūcijas 30. gada dienas atcera. Gribu jums, kolēģi, atgādināt, ka ir iespējams pieteikties uz brīvā mikrofona procedūru, izmantojot gan standarta pieteikšanās procedūru, gan elektronisko sistēmu. Attiecīgās instrukcijas ir pieejamas pie ieejas zālē. Godātie kolēģi, lūkšu jūs uzvesties klusi, mums jāturpina debatas. Un pirmām kārtām došu vārdu komisijas pārstāvim un tā būs komisāra Valēna. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Godātie deputāti. ārkārtīgi priecājos, ka var būt jūsu priekšā šodien un runāt par šo 30. gada dienas atceri un par Eiropu kopumā. Wow. 16. decembrī 1989. Mm, gadā, tātad ties, tieši pirms 30 gadiem, notika uh, Rumānijas revolūcija. Tas bija pirmais solis pirmais solis, mm, kad e, Rumānija varēja sākt atgriezties uz Eiropu. Pēc gadu desmitiem e, bija, nu, notika piespiedu izolācija, tika nodalīta rietumu un austrumu Eiropa un Rumānijas revolūcija bija pēdējā šādu tautu sacelšanās virknē visā Austrum Eiropā, un tā bija arī asiņainākā. Mm, tu cilvēki maksāja ar savām dzīvībām. 89. gadā Rumāņi iestājās par brīvību, pamattiesībām, tiesiskumu, par demokrātiju, viņi cīnījās par to. Un vēl joprojām, vēl šobrīd visas šīs vērtības ir Eiropas pamatos pie plecu pie pleca stājās visi, gan ar, ar dažādiem, de, dažādu etnisku izcelšanos, citām dzimtajām valodām. Tas nebija svalīgi. Visi vēlējās demokrātiju, cilvēku tiesības un lemšanas tiesības un Eiropas vienotību. Vardarbība, ar kādu eh, Rumānijas komunistu režīms centās šo sacelšanos apspiest, apspiest Rumānijas tautas cīņu par brīvību, bija neiedomājams. Šodien šķiet, ka tas liekas tik attālināti no šī brīža. 80. 89. Um, gads šķiet gaismas gadi, gadu tālumā no šī brīža. Man, pašam, tu, man pa, pašai toreiz bija 21 gads, es biju universitātes pēdējā kursā. Un šīs visai augstā decembra, tāpat laikā kaismīgās dienas, man jāsaka, ir iededzinātas atmiņā. Atcerēšos to un domāju, ka neviens manā valstī to nekad neaizmirstīs. Mēs piedzīvojām īstu cīņu par demokrātiju. Šis pārējais laiks, kulminācijā, protams, nonāca pie Rumānijas iestāšanās Eiropas Savienībā, bet nekas nav neatgriezenisks. Mums ir jāpārliecinās, ka neviens šīs tiesības mums neatņem un ka mēs neaizmirstam par to, kam esam gājuši cauri toreiz, tai nabadzībai, tai izolācijai. Šie iemesli dēļ mums nepieciešams pārliecināties, ka tiek nodrošināti pamatprincipi, un tie nosaka mūsu attiecības ar kaimiņu valstīm. Jāsaka, šeit lietas labā darāms vēl daudz kas lai mēs varētu nonākt pie pilnīgas Rumānijas iesaistīšanās, iekļaušanās Eiropas Savienībā. Mēs joprojām mums jāturpina aizstāvēt tiesiskuma procesi. Ekonomika jāspēcina, valsts virzās uz priekšu, tajā attīstās prasmes, ekonomika, jaunas tehnoloģijas, digitālā ekonomika. Esmu pārliecināta, ka tā tas turpināsies arī turpmākajos gados nesen pieņemtais Eiropas zaļais kurs arī piedāvā tālākas ambīcijas, un turklāt paredz, ka neviens netiek atstāts aiz muguras. Es esmu komisāra, kas būs atbildīga par mobilitātes sistēmu, par pārvietošanās sistēmu, kas, protams, nosaka eh, ļoti daudz ko šeit Eiropas Savienībā un piedāvā attīstības iespējas visā Eiropā. Uh, Rumānija atbalsts eh, šai Eiropas Savienības kustībai ir ārkārtīgi augstā līmenī. 72% rumāņu saka, ka viņi ir, kā valsts, ir guvuši labumu no, Eiropa, no līdzdalības Eiropas Savienībā, un arī pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās vēlētāju aktivitāte bija vidēji augstāka nekā citur Eiropā. Dāmas un kungi! 1989. gada decembrī red, decembra notikumus redzējām. Um, toreiz tādus miglainus attēlus televīzijā. Um, un jāsaka, tas aizsāk Rumānijas atgriešanos Eiropas klēpī. Un tas faktiski, protams, nozīmēja arī visas riet, austrum Eiropas atgriešanos Eiropas uh, ko, kopējā lokā. Paldies komisārs kundzei! Tālāk uzstāsies politisko grā, grupu pārstāvi un pirmām kārtām Eiropas Tautas partijas pārstāvis um, Trajans Bošesku. Lūdzu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând... Liels paldies! Liels paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām gribu teikt paldies kolēģiem, uh, um, deputātiem un politiskajām grupām, kas piekrita šāda veida jautājumu iekļaut darba kārtībā, tātad šo jautājumu par atceres dienu. Mēs esam pašā demokrātijas šūpulī un šobrīd atzīmējam 30 gadu, 30. gada dienu kopš brīža, kad Timišorā aizsākās nemieri kas noveda pie ļoti būtiskiem rezultātiem. 16. decembrī 1989. gadā tas notika, pēc tam 17. decembrī Čauses, Čaušesku šāva, uh, lika armijai šaut uz šiem protestētājiem, un, bet revolūciju nevarēja apspiest. Tā pārgāja no Timišvāras uz citām Rumānijas pilsētām, miljoniem rumāņu izgāja ielās bet tā nežēlība, ko izrādīja režīms noveda pie tā, ka vairāk par 1100 1100 cilvēkiem gāja bojā, un, protams, bija ļoti daudz ievainoto. 700 rumāņu tika spīdzināti, un neskatoties uz visiem šiem skaitļiem, uh, Ik viens no šiem miljoniem, kas izgāja ielās, var teikt, ka viņi redzēja to, kā Rumānijas armija šāva uz cilvēkiem paši saviem tautiešiem. Un šī brūce, šī, šī rēta, šī vācis joprojām Rumānijas tautai ir vaļā. Uh, kur jebkura veida mierīgi procesi tika apspiesti ar šādu vardarbību, un mūsos valda milz, milzīgas bailes no represijām, un tieši tāpēc Rumānija skaidri un gaiši pateica nē šādam režā, režīmam un bija gatava cīnīties pret komunismu kā pret režīmu. Esam tagad atpakaļ Eiropas ģimenei, ģimenei esam NATO, esam ar jums, un beigu beigās varam tikai un vienīgi cerēt un priec, um, cerēt uz to, ka Eiropas projekts ir ne tikai miera projekts, bet Eiropas Savienība vienlaikus ir arī tas veids, ka arī tas ir instruments, ar kuru varam gāzt uh, diktatūras un režīmus. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā uz pusotru minūti Doamnă președintă, stimați colegi! Priekšsēdētāji, godātie kolēģi! 89. gada decembra revolūcija mm, pielika punktu totalitārajam komunismu režīmam Rumānijā. Atšķirībā no citām komunistu valstīm, šeit, mūsu valstī, cilvēkiem bija jāiet bojā, lai, lai cīnītos pret šo režīmu. Tūkstošiem cilvēku zaudēja savu dzīvību protestos. Un toreiz tajā diena, tajās dienās nogalinātajiem eh, vēlāk eh, nu, jā, jāskaita klāt arī visi tie, kas gāja bojā jau iepriekš, vēl 48. gadā no komunisma režīma rokām, tie, kas tika iemesti cietumos un nu, gāja bojā tur. Tāpat arī daudz citi tūkstoši cilvēku tika nošauti pie robežām tajā brīdī, kad viņi centās izbuk, izmēgt no valsts vai tie, kas centās beigt no cietumiem. Grieķijas katoļu baznīca toreiz nenolieca galvas komunisma priekšā, un arī viņi tika pasludināti par, ār, par tādiem, kas ir ārpus likuma, un arī viņi no viņu rindām bija daudz bojā gājušo. Tas pats attiecas arī uz ortodokso baznīcu, kur cilvēki piedzīvoja līdzīgu likteni. Tāpēc, ka viņi nebija gatavi pakļauties komunistu partijai un viņiem kalpot un vēlējās cīnīties pret šo ideoloģiju. Nu, tad klāt vēl tie miljoni rumāņu ģimeņu, kas faktiski šādā veidā tika burtiski izsista no sliedēm, zaudēja dzīves iztiku. 89. gada revolūcija, jāsaka, bija tas spilgtākais un kulminējošais punkts šai cīņā par demokrātiju un tiesībām. Ir pagājuši 30 gadi kopš šiem notikumiem. Un šobrīd ar, ar pateicību atceramies šo cīņu un vēlamies te teikt paldies visiem rumāņiem par tiem, kas piedalījās eh, šais procesos. Paldies priekšādātāji tālāk uz divām minūtēm dod vārdu Reņū grupas pārstāvim deputātam Čolosam. Exact acum 30 de ani, la 16 decembrie 1980. Tieši pirms 30 gadiem, 16. decembrī 1989. gadā, Timišvarā uh, Um, revolucionāru rokā nonāca radio. Nu, šie nelielie protesti noveda tālāk pēc simtiem tūkstošu sa cilvēku sacelšanās. Šī uh, kustība no Timišvaras tālāk aizgāja uz Bukaresti, uz Klužu, uz citurieni. Un, protams, ka šie cilvēki, kas izgāja ielās, viņi zināja, ka viņi riskēja ar savu dzīvību, un tik un tā viņi izvēlējās brīvību, viņi izvēlējās cīnīties pret Čausesku diktatūru. diktatūru. Un jāsaka, šī diktatūra tiešām bija viena no skarbākajām Eiropā un pasaulē kopumā. Viņu drosme padarīja mm, iespējamu Rumānijas atgriešanos pie plurālismu, pie tiesiskuma, pie brīvības, pie demokrātijas. Viņu drosme bija tā, kas ļāva mums atgriezties Eila, Eiropas kartē. Toreiz tajās dienās vienkārši ļaudis kļuva par milzu varoņiem. Daudz no viņiem vairs nespē, neatgriezās mājās. Dzirdēju kādu sievieti sakām, ka pēc tam, kad viņa 22. decembrī pat izgāja ielā, ka viņa, ielās, ka viņas Dēls pēc trim dienām asiņainām drēbēm pārnāca mājās, jo viņam rokās bija nomiris ciešs draugs. Šis jaunietis savukārt 26. decembrī tika nu, pārvests pats mājās jau zārkā. Šo varoņu vārdi pagājušajā gadā tika iestrādāti at, atmiņas plāksnē, iegravēti atmiņas plāksnē. Un kāds jaunietis savu mirušā tēva vārda blakus pierakstījis klāt, es tevi mīlu, tēti. Mums jāturpina domāt par to, ka mums jāizstāv tas, par ko šie cilvēki mira, par ko viņi gāja bojā. Mums ir jāpārliecinās, ka vairs nekad cilvēkiem nav jāmirst šādās ciņās par brīvību ne šodien, ne arī nākamajās paudzēs. Of... Lielas paldies tālāk zaļo grupas vārdā uz divām minūtēm Butikofer kungs. Frau Präsidentin! Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi un kolēģis! Tie, kas Rumānijas revolūcijas laikā upurēja savu dzīvību, bet tika ievainoti tās ģimenes, kurām nācās atpazīt šos upurus. Visu viņu priekšā mēs varam tikai noliegt galvas. Esmu pārliecināts, ka tas ir viens no vērtīgākajiem mantojumiem, kas mums šeit, šeit Eiropā ir visiem kopīgs, ka mums ir tik daudz šādu piemēru tam, kā mūsu dalībvalstīs cilvēki ir saņēmušies drosmi un stājušies pretim spēkiem, eh, lai iestātos par demokrātiju, par brīvību, pat tajā gadījumā, kad viņiem personiski bijis jāmaksā, bijis jāmaksā ļoti augsta cena. Domāju, ka šim par, ši, šajā parlamentā par to noteikti ir vienprātība. Bet tāpat laikā mūsu politiskajā grupā nav vienprātības par šiem centieniem Eiropas parlamentā radīt jaunu praksi, jaunu veidu, uh, tam, kā rezolūcijas um, gabaliņu pa gabaliņam um, tiek gatavotas par Eiropas vēsturi un vēsture tiek pārrakstīta. Uh, mainot šo patiesību par Eiropas vēsturi. Tam es nepiekrītu. Kas meklē patiesību, tam jāmeklē daudzveidība, kas vēlas patiesību, tam jāspēj skatīties acīs konfliktiem un konfrontācijām, tam jādodas uz Eiropas vēstures namu. Bet šī parlamenta uzdevums nav pārskatīt vēsturi un lemt par vēstures notikumiem ar vairākumu, eh, lai mainītu kaut kādus patiesus faktus eh, vēsturē. Un es nedomāju, ka tas ir palīdzīgi tā rīkoties. Vienalga, no kurienes šādi priekšlikumi nāktu no vidējiem, no, no mērniem spēkiem, no labējiem, no kreisējiem spēkiem, nē, šādā veidā nedrīkstam rīkoties. Un tāpēc mūsu politiskā grupa grib lūgt visām pārējām politiskajām grupām tomēr vēlreiz pārdomāt, vai mums šādā veidā vajadzētu turpināt darbību. Galu galā mums ir tādi veidi, kā paust respektu un cieņu šādiem notikumiem, neiekrītot šādos slazdos. On... Lielas paldies! Tālāk EKR grupas vārdā uz pusotru minūti deputāts Prokačīni. Grazie, prezidente! Paldies, eh, priekšsēdētāji! Šodien mēs atzinam, atzīstam, atzīmējam par uh, brīvību, ko Eh, mēs piedzīvojām, ka tauta ieguva Eiropā 1989. gadā. Eh, bija drosmīgi vīrieši, sievietes. Eh, Rumānijā, kas ziedoja savas dzīvības, lai viņu bērni varētu dzīvot valstī, kas ir brīva bez pret komunistisko apspiešanu. Un gribētu šeit citēt, ko teica kristietis, rumāņu mākslinieks Milies Demetresku. Uh, Mēs uh, bijām pieraduši dzīvot ārpus mūsu valsts robežām eh, mūžīgi, jo bijām sapratuši, ka vēsture jau ir nolēmusi neveiksmē šo komunismu utopiju, bet eh, tā bija tāda ļoti. Uh, satraucoša hipotēze, brīnums, un tāpēc mūsu valstī daudzas eh, sveces ir iededzinātas eh, cilvēku logos. Revolūcija, protams, nāca par ļoti smagu cenu, un ļoti daudz cilvēku zaudēja eh, dzīvības. Bet šīs Rumānijas revolūcijas vērtības, tās dzīvo vēl to joprojām pasaulē, un gribu domāt arī par jauniešiem Hongkongā. Uh, Uh, kurus uh, vajā Ķīnas uh, komunistu režīms. Un atkal jāsaka, pasauli vienkārši pagriež savu muguru šiem notikumiem un tāpat kā attiecībā uz notikumiem Rumānijā. Un tāpat ir jārunā par notikumiem ķenenmeņas laukumā pirms daudziem gadiem. Paldies, un tagad divas minūtes Murašana kungs. Um, Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! 89. gada 16. un 17. decembrī pirms 30 gadiem pirmo reizi tauta izgāja ielās. Un tā bija kustība, kurā iegāja vēsturē kā Rumānijas eh, revolūcija. Un eh, caur Rumānijas revolūciju tika atvērtas durvis miljoniem uh, rumāņu, lai varētu paust savu pārliecību. Uh, tika dot iespē, iespēja uzskatu brīvības uh, paušanai daudzas ģimenes bija, kuru piederīgi atradās citās valstīs, atkal varēja apvienoties. Un galvenais jēdziens, e, atzīmējot šo dienu, ir piemiņa, dārgie kolēģi. Pieminēt tos vairāk nekā tūkstoši rumāņus, kas zaudēja dzīvību revolūcijas dienās par tiem simtiem un tūkstošiem, kas tika ievainoti, un pār uh, e, tiem, kuri gāja bojā jauni, cīni, cīnoties par brīvību, demokrātiju, vārda brīvību. Un tas ir mums jāpatur piemiņām. Tāpat mums ir jāturpina cīnīties par Eiropas vērtībām un par to, lai varētu iekarot Rumānijas vietu Eiropas Savienībā. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, mēs Rumānijas deputāti un visi Eiropas parlamenta deputāti no visām dalībvalstīm mums ir pienākums aizstāvēt tās vērtības, kuru dēļ savā laikā Rumāņi gāja bojā 89. gada brīvības cīņās. Mums ir jātur augstu mūsu vērtības, lai būtu mierīgi nosacījumi dzīvei visās Eiropas eh, Savienības valstīs. Paldies! Minute, Benā, Nākošais runātājs deputāts Benjā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, godējumie deputāti. 1889. gadā Rumānijā George Dorele gāja bojā. Viņa ģimene gatavojās eh, eh, kāz, eh, kāzām, kuras bija paredzētas gada beigās 22. decembrī. George gāja bojā, viņu nošāva no Modīsies lodē. Tāpat šajā dienā, strādādams par pētnieku, Georgiju nevarēja atgriezt, neatgriezās mājās un viņa dzimtajā pilsētā katru gadu 16. decembrī daudz uzdod vienu un to pašu jautājumu. Kurš nogalināja šo cilvēku? kurš nogalināja šos vairākus, vairāk nekā tūkstot cilvēku, kuri gāja bojā. Kurš par to ir atbildējis eh, tiesas priekšā? Un papildus piemiņai. Mums ir jādara viss, lai mēs rastu taisnību, kur un kurš ir atbildīgs, ir jāsauc pie atbildības. Un nekad nav par vēlu šo mērķi sasniegt. Paldies! Paldies! Tālāk uz divām minūtēm deputāts Potos. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie kolēģi! Šomēnes mēs atzīmējam 89. gada Rumānijas revolūcijas 30 gadus Rumāņu nostāja šajā sakarā ir skaidra. Vairāk nekā tūkstoši cilvēki gāja bojās, e, tūkstošiem tika ievainoti e, sadursmēs ar apspiedošiem spēkiem. Visvairāk upur e, bija Timšāras ielās. Ir pagājuši 30 gadi no tā laika. Es vēlos apliecināt cieņu šo cilvēku drosmī, kuri spēja cīnīties pret. E, komunismu diktatūru. Mēs nebijām spējoši, eh, spējīgi iedomāties, ka vara var pavērst stobrus pret mierīgiem iedzīvotājiem, pret sievietēm, pret bērniem. Šis Šis ir laiks pirms 30 gadiem, kad cilvēki izgāja ielās, kuri redzēja, ka viņiem blakus ejošie krīt zem lodēm, viņi varēja bēgt un glābt savu ādi. Tīmešārā notika vislielākās sadursmes un turpinājās cīniņi neraugoties uz bojā gājušajiem. Un vēl šodien, pēc 30 gadiem, mums ir pienākums pieminēt šos upurus. Tas ir mūsu vēstures periods, kurš parāda mūsu spēku. Timišāra, Arāda, Bukareste, visas šīs pilsētas un ciemi, kur cilvēki izgāja ielās, kur bija vienoti savā spēkā cīnoties pret totalitārismu. Mums ir jārīkojas tāpat kā pirms 30 gadiem. Mums jāpieprasa taisnīgums visu to vārdā, kuri riskē ir savu dzīvību šajās dienās. Ir pienācis laiks Rumānijas valstī eh, sakārtot šo savu vēstures nodaļu. Ir jāzina, kuri ir atbildīgie par to, kas notika 89. gadā, lai tie, kur ir gājuši. Uh, bojā varētu dusēt mierīgi. Paldies! Nākošais runātājs deputātie Kinga Gála. 30 évvel ezelőtt, december 15-én Temesvárról, a Mária térről indult el a romániai forradalom. Paldies! Atceramies šīs decembra notikumus ar šausmām. Toreiz Timišvārā Šī revolūcija apvienoja daudz tautību cilvēkus. Tur bija gan ungāri, gan serbi, gan citi. Viņi visi pretojās um, um, tam, ka Lazlo Tokešu biskupu vēlējās izlikt, izlikt no baznīcas, tātad arestēt. Viņi protestēja pret komunistiskā režīma metodēm, pret šo izolēšanu, pret represijām, pret vardarbību. Cilvēki izgāja demonstrācijās, lai parādītu protestu par to, kā Čaušesku iznīcināja ciemu pēc ciema. Un visas šīs ģimenes, kas protestēja pret Čaušesku, iedzīvinājušas ļoti svarīgās vērtības mūsos visos. Un arī Lāslo Tokeša šī mācītāja priekšā mums jānoliec galva. Šādā veidā režīms vēcās pret cilvēcību. Un šāda veida nodarījumi ir jātiesā, tie šā, nodarītājiem jāstājas tiesas priekšā un savukārt upuriem, revolūcijas upuriem uh, ir jāsaņem atbilstīga atzinība. Tas ir tāds moments mūsu vēsturē, kad visdažādākie spēki šai gadījumā cīnījās kopā pret visu šo režīmu un pēc tam kopīgiem spēkiem priecājās par iegūto brīvību. Šīs Rumānijas revolūcijas iegūmi ir visas Eiropas ieguvums, un arī tieši tāpēc mēs šos notikumus atceramies ar cieņu. Thank you very much. Lielas paldies! Kinga Gala, vai jūs piekritat atbildēt uz zilās kartītes jautājumu no deputāta Jordanova? Jā, ja? Jordanova kungs, jums ir iespēja to uz, šo jautājumu uzdot, lūdzu. Взимам думата. Please, can you stand up? Ja jūs varētu. Paldies, priekšsēdētājs. Es e, uzstājos, ņemot vērā tikko dzirdēto. Vēlos pateikties kolēģei Mums ir jāpliecina cieņa visiem tiem, kuri gāja bojā. Atgādināšu visiem, kā Bulgārijas deputāts, ka divas dienas pirms šod... notikumiem, par kuriem runājam šodien, 14. decembrī, Sofijas iedzīvotāji bija bloķējuši Bulgārijas parlamentu un pieprasīja atcelts Bulgārijas konstitūcijas pirmo pantu, kurā norādīts, ka Bulgārijas eh, komunistiskā partija ir eh, valsts galvenais uh, orgāns. Uh, Jordanov kungs, ja šis ir zilās kartīts jautājums, jums tas ir jāformulē kā jautājums. Vai jūs varat uzdot jautājumu Kingai Gālai? Vaprosam je, uh, Mans jautājums ir sakojošs. Gāles kundze, vai jūs esat pārliecināti par to, ka šodien, kad vēl aizvien pastāv diktatūras, mums ir jāturpina mūsu darbs, lai nepieļautu asinsvis liešanu? Vai esat pārliecināti? ka Eiropas Savienībai ir jāatrod vēl citi rīki, lai varētu sagraut atlikušās diktatūras, jo tās neatrodas pārāk tālu no mums, Gāles kundze, jums ir pusminūte. Ahogy az imént mondtam, közös európai identitásunk rīt. Priekšādātāji, tieši kā jau es teicu, tieši šī brīvība ir daļa mūsu no Eiropas, Eiropaiskās identitātes, un šī sacelšanās Rumānijā pirms 30 gadiem līdz ar to ir arī kopējs kultūras mantojums šeit. Tieši tāpēc esam šodien šeit, un mums jāturpina darīt viss, lai šāda veida principi tiktu respektēti, un mēs savu identitāti varētu saglabāt. Lielas paldies! Tālāk uz pusotru minūti vārds deputātam Liberācki lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Valjāns kundze, paldies par jūsu vārdiem. Nesmu Rumānis, esmu no, nu, no Polijas un jāsaka, Polijā pirms 40 gadiem arī sāka saiet šī sistēma un pirms 30 gadiem jūnijā šīs sistēmas sagruvums sākās un principā Eh, novembrī, kad nepastāvēja vairs Berlīnas mūris, eh, bija tikai trīs valsts, kur bija palikušas eh, uzticīgi šai ideoloģijai. Tā bija Rumānija, Kuba un Ziemeļkoreja. Un tāpēc jāsaka, ka ir jāatbalsta šī rezolūcija, kas nosoda šīs sistēmas kriminālo raksturu. Un uh, Mēs pilnībā apzināmies, ka kopš tiem laikiem Rumānija ir spērus lielus soļus uz priekšu, un uh, mēs uh, izsakam uh, cieņu upuriem tiem, kas cīnījās revolūcijas laikā viņi ir strādājuši pie Rumānijas atkal atzimšanas. Mēs viņus sveicam un pateicamies un novērtējam ar prieku Rumānijas iestāju Eiropas Savienībā un cerēsim, ka arī Schengen zonai Rumānija pievienosies pēc iespējas ātrāk. Paldies! Un tagad divas monei, minūtes Montriāno kungs. Doamna președintă! Paldies, priekšsēdētāji! Šogad aprit 30 gadu kopš Rumāņu revolūcijas. Tā bija pirmā revolūcija šeit šīs valsts vēsturē, un eh, miljoniem valsts iedzīvotāju, un arī miljoniem iedzīvotāju citās valstīs eh, saskārās ar totalitārisma, eh, totalitārā režīma nežēlību pret saviem iedzīvotājiem. Tā bija Rumāņu un Eiropiešu manifestācija, kur notika, kas apliecināja to, cik nozīmīga ir solidaritāte. Rumāņi nav aizmirsušos notikumus un vēl aizvien cer, ka tiks uh, noskaidrota viss taisnība, kas notika uh, 89. gada decembra dienās. Es ceru arī, ka visi vainīgie varēs tikt tiesāti un noteikti ik viena vaina. Vēl aizvien Rumānijas sabiedrībās uh, pastāv bažas, ka šī neskaidrība varētu turpināties un nekas uh, netiek da netiks darīts, lai tiktu atjaunot uh, taisnīgums un noskaidrot taisnība. Tad, kad būs aizgājuši visi tā laika liecinieki, tad paliks tukšums vēsturē. Ir nepieciešams noskaidrot, kā viss notika, kā pa, eh, eh, pavēles tika dotas un izpildītas. Ir nepieciešams noskaidrot patiesību. Ur Rumānija nevar aizmirst notikušo, un tāpat mēs vēl ne, aizvien nezinām, kuri ir patiesie šo notikumu vai, vaininieki. Mēs esam ļoti daudz ko nokavējuši, jo mēs nevēlamies nokavēt arī šoreiz. Tāpat Es vēlos atgādināt eh, pa Eiropas parlamentam, lai šī revolūcijas piemiņa nebūtu vēl viens tikai piemiņas pasākums, bet lai visa tā taisnība tiktu noskaidrota. Paldies! Paldies, eh, Montriāna kungs, vai jūs pieņemsit zilās kartītes jautājumu no deputāta Sokola? Sokola kungs, pusminūte jūs rīcībā. Menuli. Paldies. Tomet, ko jau odgovaram za. Paldies, priekšsādātāji. Jūs teicāt, kas gan ir vainīgs, kas atbildīgs par šiem notikumiem, par visiem šiem bojāgājušiem revolūcijas laikā. Jā, šo jautājumu var vēl izvērst plašumā. Mēs labi zinām, kas notika Čaušesku. Vai tas nozīmē, ka, nu, vai nav tā, ka Čaušesku tad uz saviem pleciem arī iznes šo režīmu atbildību? Universitātēs iestādēs taču visur pie varas bija komunisti, un viņi tad ir līdzatbildīgi, vai ne, vai, vai nē? Viņi taču nekad nav saukti tiesas priekšā, vai tā joprojām ir problēma Rumānijai? You, Montreanu, you... Paldies, Montreānu kungs, jums ir pusminūte atbildēji. Diemžēl. Vēl aizvien šodien Rumānijā mēs nezinām visu patiesību par revolūcijas laika notikumiem. Ir cilvēktiesība tiesas uh, eh, nolēmums meklēt vainīgums un saukt pie atbildības vainīgos. Bet vēl aizvien taisnība nav noskaidrota. Es jau sacīju savā runā, ka Rumānija vēlas atrast vainīgos, un tas nav izdarīts kopš 90. gadu sākuma, kad mēs uh, meklējam šos vainīgos. Un arī tie, kuri bija pret revolūciju, vēl aizvien var strādāt Rumānijas valsts pārvaldē. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Avrams personāli kā. Pal deputāte Avram, paldies priekšsēdētāji! E, es esmu dzīvojusi totalitārijā režīmā, nav nekā pazemojošāka. Un nereti tomēr jāpatur prātā tas, ka e, noziegumus pret demonstrantiem veica tie, kuri strādāja saskaņā ar šo režīmu. Un pieminot šos notikumus, ir mūsu pienākums runāt skaidri pār tā laika notikumiem un e, Mums ir jābūt visai rūpīgiem eh, pret diktatūras pirmajiem signāliem. Die ir nereti daudz netveramāki. Tie slēpjas aiz demokrātiskiem uh, māņiem. Ļoti bieži eh, diktatūra pamazām veidojas pati it īpaši tāda, kāda valsts sašķeļas divās nometnēs, no kurām viena būs tā, kura meklēs iespējas pārspēt otru. Tāpēc ir par šiem notikumiem jārunā, un mēs nedrīkstam klusēt. Paldies! Nākošais runātājs - deputāts Vince. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, pirms 30 gadiem eh, tika gāsts diktatoriskais eh, Rumānijas režīms. 80, tāpat 89. gadā Laslo Tokešs, kurš bija reformātoru eh, priesteris, publiski denonsēja cilvēktiesību pārkāpumus un uh, Eh, op, pretojās eh, valsts sistematizācijas un centralizācijas plāniem. Tas ir punkts, kas izraisīja revolūciju. Un tas viss eh, rāda jautājumus Laslo Tokeša nopelnu saku, sakarā. Runājot par to, ko viņš ir paveicis revolūcijas vārdā, un kā sakarā viņš ir pelnījis mūsu atzinību. Un tāpat e, pauž nožēlu par to, ka bez Čaušesku un viņa līdzgaitiekiem neviens cits nav ticis e, notiesāts. Nav likumdošanas attiecībā pret bijušiem kolaborantiem. ir vēl aizvien daudz darāmā šajā sakarā. Ir pagājuši 30 gadi kopš šīs revolūcijas, un vēl uh, tagad mēs nevaram akceptēt šos notikumus bez uh, taisnības atjaunošanas lai mēs eh, dzīvotu eh, veselīgā sabiedrībā, mums ir jāspēj stāties pret un ņemt vērā pašiem savu pagātni. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs deputāts Cīuho Daru. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos uzteikt Rumāņu tautas drosmi un visiem, kuri spēja oponēt drakoniskajam režīmam. Mēs jāpatur eh, prātā šo laiku, šo dienu noteikumi, jāpiemin tie, kuri E, cieta no sekuritāte režīmā, brutālās e, apspiešanas. Un tagad Rumānija, kāda ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, mums ir jāpaturprātā Eiropas e, vērtības. Šodien Mums ir jāpauž, jāpliecina savu cieņu. Tā laika revolucionāriem tāpat arī jāpaturprātā, ka šodien pēc 30 gadiem Valsts eh, ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības dalībai Schengen zonā, tai ir vieta šajā uh, zonā. Paldies, deputāte Grapīnī, paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi. Esmu no Timšo āras. Pirms 30 gadiem es biju Timšo āras ielās kopā ar pārējiem demonstrantiem. Un uh, jāsaprot arī tas, ka revolūcija ne, ne, nebija vienas personas vai vienas perso, gru, personu grupas revolūcija, tā bija visu rumāņu revolūcija Timšvārā, kuri turēja augstu e, šos standartus, kuri te sacīja šodien Timšvāra rītā visa valsts. Tajā piedalījās e, visi iedzīvotāji. Mēs sasniedzām citas pilsētas revolūciju, no Timšvāras eh, sasniedza Bukaresti. Un es vēlos īpaši uzteikt tos romāņus, kuri tajā laikā izgāja ielās. Es aicinu visus kolēģus Eh, paust cieņas apliecinājumus Rumāņu tautai. Un neticiet eh, falšajām ziņām, eh, neticiet nepatiesībām, mēs esam Rumāņu tauta, mēs esam valsts, kas respektē Rumāņu tiesības, cilvēktiesības, Eiropiešu tiesības. Un atgādinu arī to, ka 30 gadu laikā Rumānijā daudz kas ir mainījies Romāņi, eh, Romāni aicina jūs uz vienotību un uz solidaritāti. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūrā došu vārdu kolēģiem, kuri vēl nav izteikušies. Un eh, vispirms uz vienu minūti Tomaškungs. Mulțumesc, doamna președintă! Paldies, eh, priekšsādātāji! Pirms 30 gadiem Eh, miljoniem eh, Rumānijas iedzīvotāju eh, saskārās ar šiem notikumiem. Viņiem nebija bail, viņi izgāja ielās, laukumos un notika notikumi, kas noved pie šī kriminālā komunisma režīma sagrūšanas. Tika izšautas lodes, bija cilvēku zielām, kas runāja nevainīgās balsīs, prasīja brīvību, kas vēlējās atbrīvošanu. Un Rumānija to arī panāca - demokrātija, un tā nodrošināja sev neatgriezenisku integrāciju Eiropas Savienībā. Rumānija ir attālinājusies no tiem laikiem, kad eh, daudz cilvēku gāja bojā komunistu cietumos, un eh, jāsaka, ka eh, mēs izsakam atzinību, cieņu šiem varoņiem, varoņi nekad nemirst, un es pateicos viņiem, un šis ir bijis ārkārtīgi svarīgs brīdis manai valstī. Paldies! Haišelkungs, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Jā, pirms 30 gadiem eh, Rumānijā sākās revolūcija un eh, Rumāņi atbrīvojās no diktatūras, no diktatoriskā komunistu režīma, atbrīvojās no Čaušesku un jāsaka, kopš tiem laikiem Rumānija ir veikusi lielu progresu. Tas vienmēr nav bijis eh, viegli. Iedzīvotāju skaits ir Romijā, Rumānijā samazinājies, bet tāpat arī kā mm, Čehijas replikā, Slovākijā. Uh, Nu, jā, tur arī iedzīvotājs skaits nav bijis tā kā Vācijā, bet eh, mēs strādājam pie demokrātijas jautājumiem kopā ar Eiropas Savienību, lai mēs varētu virzīties tālāk un izmantot visus tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai uzlabotu tiesiskumu savās valstīs. Un eh, te jārunā par visiem likumdošanas instrumentiem. Mums ir nepieciešams arī spēt izvērtēt situāciju, runājot par cilvēktiesībām, par eh, tiesiskumu jautājumiem, minoritāšu Um, jautājumiem šajās valstīs, un dažās no šīm valstīm situācija ir sliktāka, citās labāka, bet mēs strādājam, lai to mainītu. Paldies! Un uh, Dalī kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs. Biju studentu grupas vadītāja īrijā tajā laikā, un uh, mūs tik tiešām uh, iedvesmoja uh, šo cilvēku varonību. Es devos uz Bukarestu, uz Timišvāru un pavadīju mēnesi tur tajos revolūcijas laikos, un jāsaka, ka tā bija tāda vissvarīgākā pieredze manā uh, jaunatnē. Pieredzēt brutālā Čaušesku totalitārā režīma gāšanu un to, ka tika likvidēta šī elite, kas iedzīvojās uz cilvēku rēķina, un tas, ka pastāvēja šī slepenā policija un valsts aparāts, nu jāsaka, visi šie notikumi bija pilnīgi tāda neticama pieredze. Piepildījās iedzīvotāju vēlmes, lai viņiem būtu nākotne, lai viņiem būtu demokrātiska valsts teikšana un lai viņiem būtu pozitīva ekonomiska attīstība. Uh, Bet es domāju, ka jābūt arī godīgiem, jo ko viņi saņēma? Daudzajādā ziņā viņi saņēma, dabūja to pašu elitu jaunās citās drēbēs eh, kombinācijā ar citu neoliberālu eliti. Un daudzi cilvēki saka, ka jautājumu lietas tur vēl nav atrisinātas. Eh, Daudz prasa, kāpēc eh, Rumānijas eh, die, Rumāņu diaspora ārpus eh, valsts ir ot, otrā lielākā 5 miljonu cilvēku. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc es atbalstu solidāri šos cilvēkus un jāsaka, revolūcija nebūtu nav pabeigta Rumānijā. Paldies, un tagad Finkler kungs vienu minūti. Paldies, ka devāt man vārdu priekšādātāji. revolūcija aizsākās Timišvaras pilsētā pirms 30 gadiem, kad rumāņi, ungāri, um, ortodoksālā baznīcas, ortodoksālās baznīcas pārstāv devās ielās, lai aizstāvētu mācītāju Lāšlau Tokešu un viņa ģimeni. Tā bija cilvēciska solidaritāte, kas izraisīja šo kustību, un šī solidaritāte gāja, izgāja tālāk tik tālu, ka kopš tā laika nekas tāds vairs Rumānijā nav piedzīvots. Mēs turpinām šo cīņu, joprojām cīnāmies par vienotu kopienu, par sabiedrību, kur visi var saņemt aizsardzību. Mūsu partija iestājas par to. Mēs cīnāmies par to, lai mēs saglabātu tās vērtības, par kurām cīnījās, cīnījās rumāņi pirms 30 gadiem, lai tās būtu spēkā un tiktu ievērotas. Par to cīnāmies gan Eiropā, gan Strasbūrā un ārkārtīgi svarīgi atrast nodarītājus, šos noziedzniekus un viņus sodīt, lai viņi nepaliktu nesodīti. Paldies, nākamā runātāja Vordas kundze. Uh, sorry, Madam President. Es atvainojos priekšsēdētāji. Es redzēju kolēģis, uh, kas šeit uh, māja ar zilo kartīti. Vai jūs gribētu tātad. Uh, dot iespēju uzdot zilās kartītes jautājumu. Nē, saka priekšsādātāji, mēs eh, neatļaujam zilās kartītes brīvā mikrofona sadaļā. Tātad vārds jums, vārds kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es pārstāvu Ziemeļaustrumu Angliju eh, kur ir liela rubāņu kopiena, ar ko es eh, cieši sadarbojos, un es ar prieku daudzus no viņiem saucu par saviem draugiem. Viņi ir ārsti, medmāsas, uzņēmēji, mākslinieki, skolotāji. Daudz no viņiem atceras Rumāniju revolūciju Rumānijā, un e, tagad Rumānija ir ne tikai brīva valsts, bet kopš 2007. gada viņiem ir bijusi iespēja baudīt arī dalību Eiropas Savienībā. Tomēr Brexits ir e, tāda baisa nākotne Rumāņu diaspora apvienotā karalistē, kas e, bieži vien saņem draudus, pret viņiem izturs varmācīgi, un tik tiešām 23. jūnija naktī 2016. gadā Rumāņu bērni, kas regulāri spēlējās vielās, uh, viņu vecāki viņus iesauc mājās, jo viņus tiešām satrauc bērnu drošība un šī ārkārtīgi naidīgā vide. Šie bērni, cik es zinu, joprojām nespēlējas ārā ar citiem bērniem. Uh, tas ir ļoti skumji, skumji sekas. Uh, Brexitam, ka cilvēki, kas ir cietuši no totalitāra režīma, tagad jūtas negribēti viņu jaunajā mājas zemē. Paldies! Un tagad gribētu dot vārdu komisārei Valienas kundzei lūdzu. Thank you very much, uh, madam. Paldies, uh, priekšsādātāji, dāmas un kungi, uh, cienījamie parlamenta deputāti. Uh, ne, jāsaka, nekas īpaši man vairs nav piebilstams. Gribētu jums pateikties. Gribu pateikties tiem, kas uh, gribēja šo tēmu iekļaut debatēs. Paldies tiem, kas piedalījās uh, debatēs. Vēlu jums veiksmi ar eh, rezolūciju, balsojot par to ceturtdien. Es eh, pieņemu, ka attiecībā uz rumāņiem, jums, attiecībā uz mani, mēs visi strādājam Eiropā, visu cilvēku labā. Mums priekšā ir lieli pienākumi un atbildība, jo mēs uh, nesam tās cerības, eh, kādas bija cilvēkiem 89. gadā, lai mums būtu labāka Eiropa un labāka nākotne. Paldies! Liels paldies, eh, komisārs kundze. Līdz ar to mēs noslēdzam debatas un eh, balsojums notiks ceturtdien. Tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tās ir kopīgās debatas par krāpšanu PVN jomā un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Eh, Pereiras kundzes eh, ziņojumi, prasības maksājuma pakalpojumu sniedzējiem un otrs Pereiras kundzes ziņojums pasākuma administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu. Es atgādinu, ka ir iespējams pieteikties brīvā mikrofona sadaļā, ja jūs varat arī izmantot uh, zilās kartītes jautājumus, tātad jūs varat elektroniski reģistrēties vai arī standarta veidā pieprasīt vārdu. Un uh, visu informāciju jūs varat saņemt arī pieejas uh, zālē par to, kā to darīt. Dodu vārdu tagad referentei Prēzes kundzei uz četrām minūtēm. Lūdzu, jums vārds. Muito obrigado. Paldies, priekšsādātājs, godāmie deputāti. Mūsu sabiedrības un ekonomikas digitalizācija rada iespējas visiem, gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Jauni produkti, labāki pakalpojumi, risinājumi pēc brīža, eh, bet arī eh, šie jauninājumi dod iespēju izvairīties, eh, apiet likumu un izvairīties no nodokļiem. Tāpēc mums ir nepieciešams anticipēt, anticipēt problēmas, uh, un jau tagadnē un saprācī, saprātīgi lemt pār šīm inovācijām. PVN ir ļoti nozīmīgs fiskālo ieņēmumu avots dalībvalstīs, un, lai varētu harmoniski darboties iekšējais tirgus, ir jāparedz taisnīgi fiskālie noteikumi. Vērsties pret krāpšanos ir prioritāte, lai stiprinātu pilsoņu uzticību demokrātiskām institūcijām un valsts administrācijām viscaur Eiropā. PVN balstās uz vērtību eh, ķēdes iesaistītajiem, eh, iesaistīto operatoru eh, paziņošanu par vērtībām tomēr aizvien ir vērojama pārkāpuma šajā ziņā, piemēram, starpība starp PVN, kas tika aplēsts iekasēšanu un iemaksātajām summām 2017. gadā sasniedz turpat vai 140 miljārdu eiro, kas nozīmē 270 eiro uz vienu iedzīvotāju. Krāpšanās ar PVN Eiropas Savienībā elektroniskajā jomā katru gadu sasniedz 5 miljārdus eiro, jeb tikpat daudz, cik ir vērts viss Portugāles elektronikas tirgus. Mēs vēlamies veidot Eiropas centrālu sistēmu datu apmaiņai un uzkrāšanai Eiropas Savienībā par maksājumiem un par pienākumiem tiem dienestiem, kas nodarbojas ar datu uzkrāšanu un glabāšanu. Tādā veidā mēs varēsim efektīvāk cīnīties pret PVN krāpšanas. Un tagad es gribētu pasvītrot būtiskākos aspektus. Palielināt informācijas glabāšanas periodu, lai, lai iestādēm būtu iespējas identificēt krāpšanos minimālās vērtības noteikšanu, kas uzliek par pienākumu ziņot par transakciju. Tas samazina iespējas apiet sistēmu, Tālāk noteikt eh, pienākumus eh, attiecībā uz Eiropas eh, datu aizsardzības iestādi, lai tiktu rūpīgi ievēroties ikviena tiesības uz privātumu. Izmantojot jaunās maksājuma tehnolo sistēmu tehnoloģijas, aicinām modernizēt iespējas gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Dārgie kolēģi, tas, par ko mēs šodien runājam, ir nāk patiesā laikā. Tas nozīmē garantēt to, lai viss neatkarīgi no valsts piedarības vai digitālajām prasmēm e, iemaksātu savu daļu. E, finanšu tehnoloģija mainās katru dienu, katru dienu mēs patērējam, katru dienu mēs slēdzam līgumus un izmantojam servisus un maksājam par pakalpojumiem. Ir nepieciešams e, piemēroties jaunajam laikam. PVN krāpšanās nepazīst robežu, to var apkarot tikai sadarbībā starp nacionālām un Eiropas institūcijām. Un mūsu rokās ir garantēt lielāku taisnīgumu, labāku nodokļu eh, nomaksu. Eh, lai panāktu vienādus un taisnīgus noteikumus visiem. Paldies! Would... Liels paldies, un tagad došu vārdu komisāram Džentilonī kungam. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Man uh, ir liels uh, lepnums stāvēt priekšā, uh, šeit parlamenta priekšā pirmo reizi manā jaunajā mm, kapacitātē. Es zinu, ka mums priekšā ir eh, būtisks smags darbs, un eh, krāpšana nodokļu jomā ir eh, jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Gribu pateikties referentei, mm, cienījumai Pereiras kundzei un ekonu komitejas locekļiem par ļoti labo darbu pie abiem šiem priekšlikumiem. Uh, PVN krāpniecība ir jautājums, kas skar visas dalību valsts un uh, to pilsoņus. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai pasākumi, kas ir uh, vērsti uz PVN krāpšanas novēršanu, lai par tiem notika demokrātiskas debatas šeit parlamentā. Pašreizējais priešlikums ir jāizskata atbilstoši PVN e-komercijas uh, pakotnei, par ko tika runāts padomē 2017. gada decembrī un kas stāsies spēkā 2021. gada janvārī. Priekšlikums eh, pārēdz, eh, ka nodokļu iestādēm būtu to rīcībā spēcīgs instruments, kas ļautu identificēt un cīnīties, apkarot eh, PVN krāpniecību. Eiropas Savienības līmeņa darbība ir absolūti nepieciešama. 2015. 15. gadā, kā referente atgādināja, 5 miljārdu eiro PVN tika zaudēta Eiropas Savienībā tikai preču importā. Uh, Līdzīgas summas eh, par tām ir ziņots arī mm, pakalpojums sniegšanas jomā. Šī problēma šķiet tikai pastiprināsies nākotnē, ņemot vērā to, kā pastiprinās e-komercijas apjomi. Eiropā komisija ierosina eh, noteikt pienākumus maksājumu veicējiem Eiropas Savienībā, lai viņi nodotu datus pār pārobežu mm, maksājumu saņēmējiem. Eh, doma ir eh, ierobežot administratīvo slogu, un eh, šī pieprasītā informācija jau ir pieejama to izmantošo maksājumu veicēji, lai apstrādātu transakcijas. Kaut gan šis priekšlikums būtu liels solis uz priekšu cīņā pret PVN krāpniecību, tomēr vēl ir un būs daudz darāmā. Eh, šī gada pētījums par PVN iztrūkumu parāda, ka dalība valstis eh, zaudēja 137 miljārdus eiro kopumā 2017. gadā, un šie cipari ir eh, pārāk augsti, tās pārāk lielas summas. Tāpēc es gribu cīnīties pret krāpniecību PVN jomā, tas būs mana mandāta viens no svarīgākiem uzdevumiem. Protams, cīņa pret PVN krāpniecību iet roku rokā. Uh, ar eh, nodokļu maksāšanas atbilstības eh, nodrošināšanu. Eh, un šai sakarībā es nākušu klajā ar jaunu rīcības plānu. Eiropas Savienības uzņēmumiem ir jābūt iespējai piekļūt Eiropas Savienības tirgiem bez ierobežojumiem un bez negodīgas konkurences no to puses, kas nenodrošina atbilstību prasībām. Es pilsoņiem ir jābūt iespējai piekļūt legālā veidā pasaules tirgiem un uh, attiecīgi tērēt uh, savus uzkrātos ieņēmumus. Paldies <laughs> komisāru kungam un tagad Eiropas tautas partijas vārdā uh, grupas vicepriekšādātājs Karas kungs. Lūdzu. Frau prezidenti. Priekšādātāji, komisāru kungs, godātā referente, dāmas un kungi. Katru gadu Mēs eh, sūdzamies un raudam par to, ka ar vienu mums eh, aiziet garām 137,5 miljārdu eiro, tā kā tas bija 2017. gadā PVN ieņēmumos. Šī krāpšanās PVN jomā, jāsaka, ir milzīgos apjomos. Un jāsaka, vairāk par 90% eh, e-komercijā arī dzen sastopamies ar krāpniecību Komisārkungs, mēs ārkārtīgi priecāmies par to, ko jūs teicāt šodien. Jūs runājat par šo rīcības plānu. Man gribētu teikt, ka ļoti atzinīgi vērtēja arī savus kolēģis eh, par ēras izstrādātos ziņojumus. Es domāju, ka tieši tādā veidā mēs esam uz pareizā ceļa, lai radītu tādu kopēju Eiropas Savienības PVN nodokli. Un ar šādu veidu mēriem un pasākumiem, ar šādiem jauniem noteikumiem mēs nodrošināsim vienādus spēles noteikumus. Tiem jāstājas spēkā 2020. gadā. Mums steidzami vajadzīga nevis tāda izņēmuma sistēma, kur tikai kaut kas tiek aizlāpīts, bet gan vienotu noteikumu kopēja sistēma. PVN krāpniekiem mums ir jāatņem visi instrumenti, kas viņu rokās, un jābūt pilnīgi nepieņemamam tas, ka uh, šādā veidā var nemaksāt nodokļus. Un te nu man jāsaka e, padomē, kaut gan viņi pieņēma 8. novembrī pozitīvārs lēmumu, ka viņiem tomēr vajadzētu vēl vairāk radīt kopējas Eiropas Savienības e, nodokļu politikas. Viņi, jāsaka, šādā veidā kavējot kopējas nodokļu politikas izveidi, faktiski atbalsta krāpniekus un to mēs nedrīkstam pieļaut. Šeit ir vajadzīga šī vienprātība. Nu, varbūt mums jāmaina šī vienprātības sistēma. Mums ir eh, vajadzīga tāpat laikā sadarbības starp visiem eh, nodokļu maksātāju, kon, maksājumus kontrolējušām iestādēm, eh, kontrolē pār maksājumu veicējiem jābūt vienotai, jānotiek sadarbībai, jābūt piekļuvēji informācijai par šāda veida krāpniecības gadījumiem, un jābūt arī centrālajai elektronikas sistēmai, kas faktiski ietvertu sevi visu šāda veida maksājumu informāciju, kas liederīga mm, attiecīgi nodokļu pareizas nomaksas nodrošināšanai. Lielas paldies! Tālāk, sociālistu un demokrātu grupas vārdā uz divām minūtēm, deputāts Molnārs. Köszönöm a szót, elnök asszony! Az Európai Unió egyik legfontosabb feladat... Lielas paldies! Viens no svarīgākiem Eiropas Savienības uzdevumiem ir nodrošināt sociālo taisnīgumu. Un tam jātiec uz pilnīgi ikvienu pilsoni. Un daļa no šāda sociālā taisnīguma, protams, ir arī godīga nodokļu nomaksa, taisnīga sistēma nodokļu maksāšanas jomā. Un mums kā deputātiem attiecīgi jārīkojas. Nedrīkstam pieļaut to, ka pastāv dažāda veida likuma apiešanas iespējas, kaut kādi iztrūkumi. Uh, ka trūkst sadarbības starp uh, iestādēm, piemēram, attiecībā uz dažādu daudzacionālu uzņēmumu eh, kom, kontrolēšanu. Es nāku no valsts, kur PVN faktiski ir viens no augstākajiem Eiropā. 27% apmērā. Un Eiropas Savienība, protams, uh, nereti tāpēc uz mums noraugās, jo nu, nereti viņi saka, lūk, šie nodokļos iegūtie līdzekļi netikot atbilstīgi izmantoti. Tāpat esam nomaksājuši šad un tad lielus sodus uh, par neatbilstīgu uh, tie, tiesu procesu renotā piespriestos gadījumos. Bet jāsaka, nodokļu sistēmai jābūt taisnīgai. Tā nosaka arī kopējo sociālo, sociālo sistēmu Eiropā. Un tā faktiski ir arī pamats Eiropas demokrātijai un mieram. Krāpšanās nodokļu jomā Un, mm, jāsaka, ir apkarojami, esam sagatavojuši par to dokumentu, esam sagatavojuši rezolūciju. Palmies pārliecināties, lai nodokļus eh, maksā ne tikai ģimenes uzņēmumi vai mm, darba devēja ar līgumiem, bet gan ik viens, kam tas būtu jādara. Un nedrīkstam pieļaut, ka sistēma tiek izmantot ļaunprātīgi. Un tāpēc ir vajadzīga sadarbība starp dalībvalstīm, starp nodokļu kontrolas iestādēm. Uh, jābūt kopīgiem datu reģistriem, tā lai šī cīņa pret nodokļu nemaksātājiem tiktu uzvarēta arī pārobežu gadījumos. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, lai vienprātīgi nonākam šeit pie atbilstīga tiesību akta. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Reņū Eiropa grupas vārdā deputāts Kovarik. Paldies priekšsādātāji. Komisārkungs. Pirmām kārtām gribu atzinīgi vērtēt jūsu apņemšamos, tā kā jūs to nu pat formulējāt, pārliecināties, ka PVN un krāpšanās un krāpšanās nodokļu jomā kā tādā būs jūsu, um, tā teikt, kara galvenā, darba galvenais smērķis, jūs apkarosiet to visu. Nu, jāsaka, PVN atšķirības Eiropas Savienībā pamazām pieaug. Komisija lēš, ka Tas ir apmēram 130 miljardi eiro, respektīvi nenomaksātie nodokļi 2018. gadā bija šādā apmērā, un tas jāsaka ir ļoti liels skaitlis. Kā jau tika minēts, un to minēja citi korēģi, pastāv arī šis PVN karuseļu krāpniecības eh, veidi, kur, piemēram, noziedznieki ļaunprātīgi izmantojas pārobežu tirniecības sistēmu, un 50 miljārdi eiro gadā tiek, tiek zaudēti, tie nenonāk valstu kasēs. Tiesība akts, ko mēs apsveram šodien, pilnīgi noteikti ļaus būtiski samazināt ieņemumus, kas tiek zaudēti PVN krāpniecības rezultātā. Šie zaudējumi beig beigās nāk par skādu ne tikai valdībām, tos izjūtam visā ekonomikas ķēdē, un tas beigu beigās nodara pāri arī leģitīmajiem uzņēmumiem, bet īpaši MVU Eiropas Savienībā. Un tāpēc es pilnībā atbalstu Eiropas Savienības centienus visus šos trūkumus risināt PVN sistēmās Eiropā. No Eiropas parlamenta mm, skatu punktu raugoties, mēs šeit uzsveram to, cik ārkārtīgi svarīgi ir tiesība akti e, un to atbilstība šī, šīm mūsdienīgajam laikam. Tāpēc centāmies pārliecināties, lai visas šīs e, kontroli tiek veikt atbilstīgi, lai noteikumi ir atbilstīgi pašreizējām sistēmām un, tiek, e, un ir noderīgi PVN krāpniecības noziedzības apkarošanas mērķiem. Nedrīkstam aizmirst, ka, protams, vajadzīs gan laiks, gan nauda tīpaši mazākiem uzņēmumiem, lai, piemēram, apkopētu un ziņotu eh, par kopējo PVN datu par kopiem PVN datiem. Un tāpēc mums jārūpēs par to, lai nerodas liekas administratīvas sloks, kas tādā veidā traucētu maziem uzņēmumiem plaukt un zelt, tīpaši ņemot vērā, eh, ka viņiem vajadzētu ver, iet pāri robežām šeit vienotajā tirgu. Eiropas tiesību aktiem jābūt vērstiem uz nākotni, jābūt skaidram fokusam, tiem jāspēj būt pievērojumiem arī pašreizējiem biznesa modeļiem, un tāpēc augstu vērtē to, ka parlaments ir konkrēti norādījis arī uz digitālo aspektu šai ziņojumā, ņemot vērā, ka komerci komercvide ar vien vairāk digitalizējas. Es turklāt gribētu mudināt PVN iestādes izvērtēt arī mākslīgā intelekta um, risinājumu attīstības iespējas krāpniecības apkarošanā. Nu, konkrētāk, piemēram, mākslīgo intelektu varētu izmantot, lai izstrādātu risku modeļus, kas ļautu identificēt anomālijas sistēmā. Šādā veidā mākslīgais intelekts varētu mazināt tās stundas, ko pie, doku, pie papīriem pavada ierēģi un apkopo m, mm, informāciju. Piepalielinot efektivitāti un apkarojot šo karuseļu krāp, veidu krāpniecību, mēs varam rīkoties daudz efektīvāk. Noslēgumā gribu teikt paldies referentei un kolēģiem par sadarbību pie šiem abiem dokumentiem. Esam sagatavojuši divus ziņojumus, kas atspoguļo parlamentu prioritātes, it īpaši attiecībā uz administratīvo sadarbību un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Es domāju, ka tie ir pareizie soļi īstajā virzienā, kas vajadzīgs, vajadzīgi, lai uzlabotu nodokļu iekasēšanu, palielinātu valstu sadarbību no vienas puses un lai palīdzētu palīdzētu cīnīties pret krāpšanos nodokļu jomā. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātāji, tālāk zaļo grupas vārdā uz vienu minūti deputāts Urtasons. Paldies! priekšsēdētāji. Šie pasoļi bija steidzami jāspēr, jo PVN e krāpniecība izmaksā eh, piec, šobrīd 5 miljardus eiro gadā, un mums ir aizvien lielāki izaicinājumi, kas ir jārisina. Mēs vēlamies pasvītrot sadarbību starp nodokļu administrācijām, tas ir ļoti nozīmīgi iekšē tirgu, kā Eiropas Savienība ar daudzām pārobežu transakcijām. Ir jābūt pienācīgam personālam nodokļu administrācijās, un diemžēl nevienmēr tā tas ir. Šī reforma ir daļa no nopietnām pievienam reformām, lai uzlabotu noteikumus Eiropas Savienībā, bet viens svarīgs aspekts, e, kas steidzami jārisina, ir PVN izņēmums aviācijai. Nav konsekventi atbrīvot vienu nozari no nodokļa, kam ir pakļauts pārējās, ir īpaši ņemot vērā zaļo kursu, lai saskaņotu likumdošanu um, ar Parīzes COP21 lēmumiem. Paldies, un tagad ID grupas vārdā uz divām minūtēm deputāts Beks. Uh, Priekšādātāji, godātie kolēģi, PVN krāpšanās pašos pamatos, protams, ir problēma. Bet komisija, jāsaka, piedāvā mums tikai tādas receptes tālākai uzraudzībai un nodokļu maksimizēšanai. Nu, š... Protams, ka ieņēmumi PVN jomā ir par eh, veselu lērumu mazāk nekā tas sākotnēji paredzēts, un tāpat laikā komisijai jāsaka, ieņēmumi tiek tikai un vienīgi palielināti. Nu, jāsaka, tas nav pie, pieļaujams. Mums jau tāpat ir pasaulē augstākais apgrozījuma nodoklis. Vidēji es pilsoņu maksā dubult tik daudz nodokļus, kā tas ir jebkur citur. Nu, kaut ja salīdzinam Eiropas Savienību ar Japānu, piemēram. PVN jomā jāsaka, šīs summas ir neie, neiedomājamas. Mūsu nodokļu likmes vispār ir viens no augstākajām pasaulēm, un jāsaka, kur šī nauda aiziet, nu jā, šādu eiropiešu kabatās. Un tad, lūk, jāsaka, no visas savas dzīves gaitā, no skolām līdz universitātēm, no, no bērna kājas līdz vecumdienām iedzīvotāji maksā nodokļus un maksā naksā pieauga ar vienu paraudi, parā, valstu parādu, tāpat laikā ekonomikas stagnē. Un Eiropas Savienība neskatās patiesībai acīs tā taisna otrādi visvairāk, arvien vairāk uh, līdzekļus um, izmanto, lai te glābtu pasauli, kaut kādas, kaut kādas iluzoras politikas un LGBTI un vēl nesko. Un tāpēc arī tā vēlas iekasēt vairāk nodokļus, tāpēc vēlas vairāk kontrolas, vairāk prokuratūras pilnvaru, vairāk nodokļu un, jāsaka, mazāk demokrātijas, bet pilsoņi taču vēlas pilnīgi pretējo. Now on behalf. Tālāk EKR grupas vārdā uz minūti ar pus deputāta Jurčica. Dobrý večer, ďakujem za slovo. Podvod... Paldies. Paldies, saka Jūčicas kungs. PVN krāpšanās jautājumi, jāsaka, ir ļoti problemātisks jautājums. Un visnozīmīgākā krāpšanās joma nodokļu krāpšanās kontekstā. 137 miljārdi eiro tiek, tiekot zaudēti katru gadu, saka Eiropas komisija, un šie līdzekļi pietrūks izglītības sistēmā, veselības aprūpas sistēmā, un tad citiem savukārt nodokļos jāsakmā, jāsmaksā vairāk. To, protams, dara tie, kas rīkojas atbilstīgi un lik, kas ir likuma paklausīgi. Un jāsaka, š, ja paraugāmies tepat laikā, tas nu, nav tā gluži, ka tas tā ir visā. Um, Eiropas Savienībā, ka jūs paraugāties uz šo karti, ko šobrīd esmu pacēlis, te jūs redzat, kā šis jautājums tiek sadalīts pa dalību valstīm. Nu, tās labākās valstis šajā gadījumā, kā Luksemburga un Kipra, piemēram, eh, faktiski tikai vienu procentu pazaudē PVN krāpšanas rezultātā no šiem ieņemiem, bet savukārt no nu, tās eh, ļaunākajos gadījumos šī plājas ir apmēram 30%, tātad par 50% sliktāk. Uh, Nu, tāpēc es gribētu komisijai lūgt iz, pētīt šo situāciju sīkāk, veikt augstas kvalitatīvu pētījumu, tā lai apkopotu datus, un tad mēs varam pieņemt atbilstīgus lēmumus. Pamatojoties uz faktiem, uz datiem, un nevis šādā veidā tikai te nākt klajā ar kaut kādiem viedokļiem, emocionāliem apgalvojumiem un tā tālāk. Gal galā mums vajadzētu arī apmainīties ar paraugu praksi šajā gadījumā. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Eiropas kreiso spēku vārdā uz divām minūtēm deputāts Papadīmulis lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, Gentiloni kungs. Es eh, sveicu jūs Eiropas eh, parlamentā. Šī ir jūsu pirmā sēde, kad esat eh, kopā ar mums. Bet eh, jūs zinat, ka mēs šeit runājam par liela apmēra nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ko mēs kā parlaments vēlamies no komisijas? Mēs gribam, lai šis darbs tiktu intensificēts, lai mēs eh, iedarbīgā veidā varētu cīnīties pret šo liela apmēra PVN krāpniecību. Statistika ir biedinoša. Mēs te runājam par 137 miljārdiem gadā tā ir jūsu aplēse, komisijas aprēķins, summa, kas tiek zaudēta. Uh, šī nodokļu krāpniecība notiek uz to pilsoņu rēķina, kuri maksā nodokļus, un tas savukārt novad pie tā, ka valsts uh, sociālā struktūra uh, Eh, sairst un eh, nav vienlīdzīgi spēles noteikumu uzņēmumiem, jo mēs eh, atbalstam tos, kas krāpjas un sodam tos, kas godīgi maksā nodokļus. Tā tad nepieciešama spēcīgāka sadarbība Eiropas Savienības līmenī, jānodrošina iedarbīgāka nodokļu maksāšanas kontroli no iestāžu puses, jāparedz sankcijas un tādā veidā Eiropa kļūs labāk. Šai sakarībā mums nepieciešami likumi, noteikumi, un arī līdzekļi. Un eh, kāpēc padome nepiedalās šajās eh, debatēs? Jo padome prasa to un to, tad komisija apsola to un to, un tad eh, padome vienkārši neierodas, nav klāt. Un Somijas prezidentūras laikā priekšlikums par daudzgadu finanšu schēmu paredz aicina samazināt līdzekļus. Eh, programmai, kas cīnās eh, pret nodokļu nemaksāšanu. Tātad samazināt par 40% to, ko mēs ierosinām, un mīnus 20% salam, samaz, salīdzinot ar iepriekšējo fin, daudzgadu finanšu schēmu, tur paredzētajiem līdzekļiem. Nu, tas ir joks, mums nepieciešams spēcīgāk darbīgumu un, un labāki rezultāti. Paldies! Un tagad grupām nepiedarošo vārdā pusotru minūto Vergārdu Nilsen kungam vārds. Jebkurš lēmums par PVN eh, skars jebkuru brīvstirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Ceturtdien apvienotās karalists uh, iedzīvotāji skaidri nobalsoja par Brexit un skaidri nobalsoja par uh, Kanādas uh, stīla brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību. Viņi nobalsoja arī pret uh, dārgu Eiropas Savienību pret palikšanu vienotā tirgu un pret, eh, pret Eiropas eh, tiesu, kurai nebūs nekāda jurisdikcija eh, apvienotā karalistē. Visi piekrīt, ka šīs vēlēšanas bija Brexit vēlēšanas, tā ka cilvēku griba ir uzklausīta otro reizi, es tā gribētu teikt, jautājumā par Brexitu. Cilvēki ir vēlreiz pateikuši, ka viņi uh, grib to pašu, par ko balsoja 16. gadā. Šīs parlamenta vēlēšanas ir norādījušas, ka jādod cilvēkiem izvēle. Briti grib uh, brīvu tirzniecību un sadarbību un nevis kādu politisku supervalsti. Vai pārējie Eiropas Savienības pilsoņi jebkādreiz saņem šādu izvēli, jeb arī viņi tālāk tikai grims Eiropas federālajās valstīs? Eiropas pilsoņiem ir jādod izvēle, un ja viņi izvēlas tāpat kā Briti, tad vajadzētu atgriezties pie federālismu un vajadzētu sadarboties kā nāciju valstīm. To sauc par demokrātiju. Varbūt jums daudziem šķiet tas dīvaini, bet ne visi piekrīt centralizētāja politikas formai. Mēs Daži, starp citu, ticam demokrātijai. Un, kā jau teicis eh, eh, Saks, eh, ka katram, katrs ir no svāra, katrs, katram ir balss, jūs zaudējat to, jūs zaudējat visu, jo tā pretējā gadījumā kļūst tikai spēles, spēle bagātajiem un stiprajiem. Paldies, un nākošais runātājs divas minūtes arī Esesa Čeveriekungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Godām referente, visas dalībvalstis saskaras ar PVN krāpšanas operācijām elektroniskajā komercijā tiek aplēsti zaudējumi ap 5 miljardiem pārobežu eh, krāpšanas gadījumos. Tāpat arī notiek krāpšanās ar PVN pakalpojumu sniegšanā, lai gan to ir grūtāk jau kvantificēt. Dalībvalstīm vienām pašām nav visas nepieciešamās informācijas, lai garētu garantēt PVN noteikumu korektu piemērošanu, bet tāda apmaiņa nevienmēr ir iespējama juridisku apmaiņu eh, šķēršļu dēļ. Šāda sadarbība būtu nepieciešama, lai varētu pie, efektīvi apkarot krāpšanos ar PVN. Mums ir nepieciešami jauni rīki, lai varētu apkarot krāpšanos ar PVN pārobežu transakcijās, bet savukārt eh, standārtu vienkāršošana ir nepieciešama, lai varētu efektīvā veidā krāpšanos apkarot. Tāpēc atbalstām priekšlikumu veidot centrālu elektronisku sistēmu maksājumu datu uzkrāšanai un dalību valstu pienākumu eh, sniegt informāciju par maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Šim nolūkam ir nepieciešams vienkāršot, harmonizēt datu uzkrāšanas un uh, procesu un formātu. Tādā veidā mēs varēsim rīkoties efektīvāk un novērst to, lai dati mat, eh, maksājuma pakalpojumu sniedzēji eh, sniegtu eh, informāciju ikvienai dalībvalstī savādāk. Tas būtu efektīvs līdzeklis cīņā pret nodokļu krāpšanos, un arī maksājuma pakalpojumu sniedzēji varētu ietaupīt laiku, resursus un veidot patiesu vienotu digitālo tirgu. E, Pereiras kundze apsveicu ar šo veiksmīgo darbu. Paldies! Yes. Paldies! Un nākošais runātājs uz pusotru minūti deputāts Belka. Priekšsēdētājs. Mēs runājam par šo nozīmīgo ienākumu avotu dalību valstīm. Uh, Eh, PVN krāpšanās, apkarošana eh, ir ļoti nozīmīga valstu budžetiem, eh, tā PVN ir nozīmīga valdībām, slimnīcām, skolām, investīcijām, infrastruktūrās. Un saskaņā ar statistiku PVN 2017 gadās eh, krāpniecībā zaudētās summas sasniedz ap 137 miljardiem eiro. Tas nozīmē eh, vairāk nekā 260 eiro uz vienu iedzīvotāju, kas ir zaudēti. Atšķirības starp dalībvalstīm ir liels, bet vienpusēja eh, vēršanās pret nodokļu krāpšanos nav efektīva. Tikai kopīga darbība var šo problēmu atrisināt vai eh, minimizēt. Līdz ar to es apsveicu komisijas priekšlikumus par tiem dosiem, par kuriem mēs runājam ieviecot, ieviešot prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un stiprinot sadarbību Eiropas Savienībā, lai uh, Eh, vērstos pretkrāpšanos ar PVN un vienlaicīgi uzsvēršu divas problēmas. Pirmkārt, komisija ir jāizvērtē, vai virtuālo valotu platformas arī ir jāiekļauj šajā likumdošanā. Un otrkārt, lai varētu gūt precīzākus datus PVN sakarā, es aicinu komisiju veidot kopēju statistisku pieju, lai varētu šo parādību kvantificēt. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti ir deputāts Žankā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Šī skrāpniecības apjoms Eiropas Savienībā ir milzīgs. Mēs pat to nevaram aprēķināt. Mūsu atbalsts, grupa atbalsta komisiju cīņā pret eh, vēršanos eh, eh, pret krāpšanos ar nodokļiem, it īpaši tas attiecas uz digitālajām transakcijām. Mums vajadzētu izveidot jaunus noteikumus un rīkus šajā sakarā vienlaicīgi neapgrūtinot eh, uzņēmumu darbību. Protams, ir jādomā par personas darba datu aizsardzību, bet mums ir jāsaņem informācija arī par negodīgiem uzņēmumiem, kuri atrodas ārpus Eiropas Savienības. Polija pēdējo gadu laikā ir rīkojusies ļoti efektīvi cīņā pret fiskālo krāpšanos Un, lai apkarotu krāpšanos ar PVN efektīvā veidā, to var darīt efektīvi tikai ar visu dalību valstu dalību. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti ir deputāts Morels. Priekšsēdētājs, paldies! Tik tiešām globalizācija un pirkumu dematerializācija. Uh, ir radījusi veselu rindu ar krāpniekiem, tā skaitā PVN jomā, un līdz ar to daļa no tā, kas būtu jāsaņem Eiropai, eh, un tas, kas patiesībā saņemts plaisa, ir pie 140 eh, miljārdiem eiro, Francijā 100, eh, tie būtu 1,12 miljārdi, kas būtu ļoti nozīmīgi mūsu pensijām. Un, uh, šeit runājot eh, par dalībvalstīm, kur sadarbība ir eh, nepietiekama, bet ir jārunā arī par patiesajiem vainīgajiem, par komerc eh, pakalpojumu operatoriem, tādām platformām kā Alibaba, Amazon, Discount, kas ir mūsu uh, Eh, kopīgo pārdomu akliepunkti un kuri mierīgi turpina komercializēt eh, izstrādājumus, kas nav pakļaut PVN. Piemēram, Francijā 98% no Amazon uh, produktiem uh, un līdzīgi firmu produktiem pats nav iekļauti e, PVN sistēmā, un Eiropā nedrīkst to pieļaut un nevar apmierināties ar to, ka multinacionālie uzņēmumi nemaksā nodokļus, kā tiem to pienāktos darīt. Paldies! Nākošais runātājs uz pusotru minūti ir deputāts Sinčičs prevarama kad govorimo o poreznim prevarama u hrvatskoj. liels paldies! Ja mēs runājam par nodokļu krāpšanos Horvātijā, piemēram, tad tādā gadījumā e, jārunā par Agrokonu. Tas ir liels koncerns, kas pirms diviem gadiem e, bankrotēja. Tas bija viens no lielākajiem šāda veida koncerniem, jāsaka, darbības jomā Eiropā kopumā. Apmēram 60 tūkstoši darba ņēmēji strādāja šai uzņēmumā. Un jāsaka, tika konstatēts, ka faktiski eh, šajā gadījumā nekāds sociālais tais, taisnīgums un tiesakums netika nodrošināts, eh, nodokļi netika samaksāti. Un jāsaka, politikā tas nereti ir ļoti eh, bieži tieši tāpat. Nu, ir ļoti daudz šo lielo nodokļu maksātāju, kad, mm, kas faktiski nemaksā taisnīgi nodokļus. No šiem 600 lieliem nodokļu maksātājiem jāsaka, 140 no viņiem nekad vispār nav tikus veikta nodokļu inspekcija. un pietrūkst eh, šādu nodokļu inspekciju attiecībā lūk tieši šādos gadījumos. Tāpat arī nav pietiekams informācijas par to, kādā veidā nodokļi tiek eh, nemaksāti, kā notiek šī krāpšanās, un arī PVN ie, ie, iekasēšana netiek kontrolēta. Likumā gan tas viss tiek paredzēts, jā, bet praksē šāda veida inspekcijas eh, īstenotas netiek. Un šis Horvātijas lielais uzņēmums faktiski varēja rīkoties, kā grib. Viņš varēja izmantot visdažādākos finanšu instrumentus, lai apietu nodokļu maksāšanas prasības. Un, nu, lūk, beigu beigās tam visam sekoja bankrots. Tas investēja nesošus finansu līdzekļus, un tā tiešām bija tāda burtiski, izrādās, ka Horvātija bija tāda kā Eldorado zeme tādiem nodokļu krāpniekiem. Lielas paldies tālāk uz divām minūtēm deputāts Štefaneks. Priekšādātāji, paldies! Godātie kolēģi! Esmu pārliecināts, ka cīņa pret nodokļu nemaksāšanu būtu jāliek par vienu no lielākajiem, nozīmīgākajiem uzdevumiem es iestādēs. Šai globalizētajā tirgu, tirgu, kur pastāv jauni finanšu instrumenti un tā tālāk, mēs, protams, varam daudz ko ietaupīt un varam justies ērti, bet tāpat laikā arī krāpniekiem situācija ir visai ērta. Krāpniecība kļūst arvien sarežģītāka, kompleksāka, un dalībvalstīm arvien mazāk ir iespēju pašām saviem spēkiem pret nodokļu nemaksāšanu cīnīties. PVN nemaksāšanas rezultātā 137 miljārdi eiro pagāja garām valstu kasēm. Tas nozīmē, ka katrs desmitais eiro faktiski netika iekasēts un nonāca tā vietā visa šo krāpnieku, mafijas un citu kabatās. Un tā ir nauda, kas faktiski tiek nolopīta visiem pilsoņiem. Situācija vēl nopietnāku padara fakts ka faktiski tieši nodokļu nemaksāšana noved arī pie tā, tādām, tādiem, tādām lietām, kā piemēram Dāfnes Galīcijas noslapkavošanas un tā tālāk. Uh, Nu, šāda informācija par nodokļiem tā tālāk, jāsaka, ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas varētu ļaut iestādēm cīnīties pret nodokļu maksāšanu. Un jāsaka, šāda veida data varētu tikt izmantot arī tiesas prāvās, krimināla prāvās, cīnoties pret nodokļu nemaksātājiem, jāņem vērā, protams, arī kriptovalūtas šai gadījumā un prakses, ko šie um, elektroniskās valūtas um, pakalpojums sniedzēji izmanto. Viņi izmanto visas loģistikas atšķirības uh, un um, likumdošanas likumdošanas atšķirības, lai, piemēram, apietu maks nodokļu maksāšanas pienākumu. Mēs gribētu, lai komisija visas šīs vājās vietas identificē un tad kopā ar parlamentu samazina to līdzekļu apjomu, kas tiek zaudēts nodokļu krāpšanas rezultātā pēc iespējas lielākā mērā. Tātad darīsim visu, kas iespējams, lai vienkāršot nodokļu sistēmu un varētu efektīvāk cīnīties pret tiem, kas nodokļus nemaksā, izmanto šo sistēmu ļaunprātīgi. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti Kožmuk kungs. Činkuja bardzo, paņi prevodničonca, paņi komisāžu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, 140 miljārdi eiro gadā. Tā ir summa, kas nenonāk Eiropas Savienības budžetā eh, PVN krāpniecības dēļ. Protams, ka situācija atšķiras katrā dalībvalstī. Polija ir, Polija ir izdevies samazināt uh, par 20, eh, no 24% uz 12%, un šogad saskaņā ar aplēsēm šis rādītājs būs tikai 10%. Es ceru, ka citas valstis iedvesmosies no Polijas. Padomas un komisijas priekšlikums eh, veiksmīgi reaģē uz eh, tām problēmām, ar kurām šobrīd saskaņas, saskars nodokļu administrācija, jo īpaši tāpēc, ka elektronisko platformu izmantošana kļūst arvien populārāka. un kļūst arvien grūtāk vērsties pret krāpniecības gadījumiem. Informācijas apmaiņa, centrāls elektroniskas sistēmas izveidošana noteikti būs viena no priekšrocībām visām dalībvalstīm, lai cīnītos pret nodokļu krāpniecību. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Manders kungam uz divām minūtēm. Neredzu viņu zālē. Tad vārds Buksēds Fijālbas kungam uz vienu minūti. Neredzu zālē arī viņu. Tad vārds Tālērs kundzei uz divām minūtēm lūdzu. Godājumo priekšstādātāji, komisāres kundze, godātie kolēģi, skatītāji pie ekrāniem. Es eh, šeit šodien parlamentā uzstājos kā deputāte un arī kā IT uzņēmēji. Mēs dzirdējām, ka 2017. gadā PVN iztrūkums uh, bija 130 miljārdu eiro apmērā, un tas ir aptuveni septītā daļa no šī brīža daudzgada finanšu schēmas, vai arī tāda pati summa, kādu mēs tērējam uh, konkurētspējai, izaugsmēji septiņos gados. Un tas skaidri parāda, cik svarīgi šeit ir pēc iespējas ātrāk radīt noteikumus, kas ļautu cīnīties pret PVN krāpšanu. Uh, šis iztrūkums um, PVN ziņā galvenokārt ir vērojams e pārdošanā, bet dalību valstīm nevienmēr tiek nodrošināta visa nepieciešamā informācija, lai varētu efektīvi šo krāpšanu apkarot. Un, um, Tagad dalībvalstu rokās ir uh, spēcīgs instruments, lai radītu godīgus konkurences noteikumus starptautiskajai tirzniecībai, lai varētu tos kontrolēt, uh, Un tādējādi mēs sūtam arī pozitīvu signālu visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas jau šodien um, saskaras ar uh, lielāko daļu nodokļu sloga. Lielas paldies, un tagad turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru. Vārds uz vienu minūtu Grapīnī kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Es uh, esmu pārliecināta, ka mums izdosies pavirzīties uz priekšu, jo arī iepriekšējā mandātā mēs jau esam strādājuši pie šī jautājuma. Mums ir izdevies vienoties par instrumentiem, lai cīnītos pret šo sērgu. Piemēram, Eirofisk ir viens no instrumentiem, kur ietveros dalībvalstis veic informācijas apmaiņu. Diemžēl joprojām notiek pārobežu krāpniecības gadījumi un notiek krāpniecības gadījumu, kuros iesaistītas dalībās un trešās valstis, tāpat arī uh, viltus pirkumi. Bet kā mēs varētu atrast nepieciešamos instrumentus, jo gal galā ne jau mazie un vidējie uzņēmumi veic šos noziegumus, runa ir par organizēto noziedzību, un tāpēc ir jārod citi instrumenti, lai samazinātu šo problēmu. Eh, iztrūkums summa ir nedaudz samazinājusies, taču mums vēl ļoti daudz jāstrādā, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Paldies! Tagad vārds uz vienu minūtu Baltaškungam. Paldies! Eh, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisārkungs. Es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir nepieciešama kopīga datu bāze un eh, centrāla sistēma, kas ļauj apmainīties ar informāciju visām dalībvalstīm, lai šos datus varētu optimāli izmantot. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka ir dalībvalsts, kurām nav tehnisko un administratīvo kapacitāšu, lai apkopotu uh, tieši saistē visu šo informāciju, kuras nevar pienācīgi ātri pielāgoties izmaiņām. Tāpēc ir jārod risinājums, lai tehniskās un administratīvās kapacitātes dalībvalstīs būtu pietiekamas. Mums ir jāceņš rast arī ātru pielāgošanos uh, centrālajai sistēmai un jāceņš to radīt Eiropas līmenī. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs Čovadārūkungs uz vienu minūti doamnă președintă domnule gentiloni trebuie să recunosc. paldies priekšsēdētāji gentiloni kungs jāsaka ka esmu ļoti satraukts šeit eiropas parlamentā uh, darbojos pirmo reizi, bet, kad dzirdu par šīm milzīgajām summām, ka, kuras nenonāk Eiropas Savienības uh, budžetā, jāsaka, tas man ļoti satrauc, jo tie ir līdzekļi, kas netiek pienācīgi iztērēti un tie uh, varētu tikt atvēlēt, piemēram, veselības aprūpas sistēmai un tā tālāk. Varbūt mums vajadzētu runāt par preventīviem pasākumiem, kāpēc mums nevarētu būt preventīva nodokļu sistēma, un tas nozīmētu, ka ir jākontrolē lielie multinacionālie uzņēmumi. Eh, kāpēc ne? Jo runa tomēr ir par milzīgām summām, un mums ir jācenšas sadarboties arī ar jauno Eiropas uh, prokuroru, lai nebūtu šādu krāpniecības gadījumu. Paldies, Čantilonī kungs, un jāsaka, ka es negribētu būt jūsu vietā, jo šī cīņa noteikti nebūs vienkārša. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Džentilonī kungam. Lūdzu, vārds jums. <coughs> Thank you, Madam President. Paldies, priekšstādātāji, un paldies jums visiem par ļoti kvalitatīvajām debatēm. Un paldies arī par plašo atbalstu mūsu priekšlikumam. Man būtu tikai divi komentāri. Kā daudzi no jums teica, administrācijas sadarbība būs izšķirīga šajā sadarbībā un dalībvalstu uh, nodokļu institūcijām pilnībā jāizmanto šī sistēma. Otrakārt, mums ir jāspēr jauni, ambiciozi soļi uz priekšu, jo šī problēma, ar kur saskaramies, ir milzīga. Strādāsim roku rokā un vēlos arī informēt, ka Komisija organizēs konferenci, lai diskutētu, kā varētu uzlabot uh, nodokļu atbilstību. Es ceru, ka arī jūsu pienesums uh, šajā konferencē būs uh, nozīmīgs. Un šī konference ļaus mums papildināt jauno rīcības plānu, lai cīnītos pret krāpniecību un nodrošinātu pienācīgu nodokļu uh, likumdošanas izpildi. Es ceru uz parlamentu šajā darbā, un jūs noteikti varat rēķināties arī ar manu apņēmīgo rīcību turpmāko piecu gadu laikā. Es domāju, ka tā ir kopīga pieņemšanās uh, no visas komisijas puses. Lielas paldies priekšsēdētāji! Liels paldies, komisārkungs, un tagad pēdējais runātājs Pērērs kundze. Muito obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores. Paldies eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pateicos jums par eh, diskusiju un parādīja mūsu iesaisti cīņā pret izvairīšanos no eh, PVN. Šie ziņojumi atspoguļo izsvērtas ambīcijas, ņemot vērā to, ka digitalizācija maina mūsu dzīves, dara to ikdienas, līdz ar to pieņem tiesību aktus šodien, tas ir kas vairāk kā mm, tikai pieņemt abstraktus lēmumus, bet tieši runa ir par konkrētiem risinājumiem, kas detalizēti var mm, palīdzēt izvairīties no lieliem uh, izdevumiem un zaudējumiem ES budžetos un es mājasaimniecībās PVN krāpšanai komercijā Eiropas Savienībā pieaug, tāpēc ka e komercija kopumā ir pieaugusi. Nu, un, lai aizsargātu iekšējo tirgu, reizēm ir jāļauj tirgumu dargu, darboties pašam, bet eh, te tas nedarbojas, un mums jā. Ja jāraugās, lai būtu taisnīgi instrumenti, kas aizsargātu uzņēmumus un pilsoņus. Tiesa, šie ziņojumi attiecas uz PVN elektroniskajā tirdzniecībā, bet tas ir arī signāls, kas šis mm, sektors eh, iesaistās lielā PVN reformā, ko plānojam Eiropai, kas būtu mm, pielāgotāks eh, digitālajiem izaicinājumiem, balstās uz konverģenci, gons, un nu, nu, konkurētspēju. Kā mēs visi to zinām, tad eh, nodokļiem ir jābūt eh, par tādu lietu, kas eh, kalpo mūsu nodarbinātībai, nodokļiem un izaugsmai. Thank you very much. So the job... Lielas paldies! Kopīgās debats ar to noslēdzam. Balsojums notiks rītdien. Nākamais darba kārtības punkts ir kopīgās debates par Eiropas centrālās bankas valdes locekļu iecelšanu amatām. Divi ziņojumi, ko sagatavojusi Tinaglī kundze attiecībā uz diviem valdes eh, locekļiem Eiropas centrālajā bankā. Atgādināšu, ka ir iespēja, mm, eh, izmantojot standarta reģistrāciju un elektronisko sistēmas instrukcijas, pieteikties eh, brīviem mikrofonam vai uzdot zilās kartītes jautājumu. Došu vārdu referentei Tinālī kundzei uz sešām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ar šiem diviem ziņojumiem, par kuriem balsosim rītdien. Eiropas parlaments pauž savu objektīvo viedokli par divu jaunu Eiropas centrālās bankas valdes locekļu iecelšanu. Pēdējos mēnešos eh, padomi izvirzīja Izabela Šnābeles un Fabio Panettas vārdus, un centrālā banka bija izteikusies par to pozitīvi. CV, ko nosūtīja Eiropa padomes vadītājs, parādīja to, ka abi kandidāti ir atzīti profesionāļi monetārajā un banku nozarē, kā to prasa 238. līguma pants. Fabio Panetta ir vairāk kā 30 gadu profesionālās karjeras veltījis bankā. Viņš nacionālā, Eiropas starptautiskā līmenī strādājas. Pašlaik viņš ir arī Itālijas bankas. Viens no vecākiem vadītājiem, Īsis Šnabele, ir arī viens no prestižākās universitātes pētniecēm, e, Vācijas ekonomisko padomnieku e, padomē arī darbojusies Mm, bija vairāk kā 50 jautājumi un publisku uzklausīšanu, uz kur tika saņemts atbildes. Bija plašs atbalsta 90% Fabio Panetam un uh, Izabelē Šnabelē 70% atbalsts, kas parādīja uh, attieksmi pret viņiem. Tomēr šie ziņojumi ne tikai pauža atbalstu, uh, Izabelai Šnabelai un Fabio Panetti, bet eh, tie atjauno tās cīņas, par kurām Eiropas parlaments ir iestājies jau kādu laiku. Vispirms cīņa par eh, izvēlēšanas un nomināšanas eh, procedūru, kurā parlaments būtu vairāk iesaistīts. Protams, mēs novērtējam, ka pēc mūsu lūguma Mario Sentano Eirogrupas vadītājs izziņoja, kādas nominācijas ir saņemtas mm, katram amatam. Tādējādi izvēlēšanas, iecelšanas process ir cauradzamāks. Tomēr mēs atkārtojam savu prasību, lai padome pirms katras rekomendācijas iesniedz parlamentam sārakstu ar vismaz diviem kandidātu vārdiem vai vismaz, nu, lai tur būtu vismaz viens vīrietis, viens sieviete. Tikai šādi būs iespējams nodrošināt vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm atlases procedūrā augstiem amatiem mūsu institūcijās un tādējādi veicināt vien, dzimumu vienlīdzību valdēs. Mēs jau esam sasnieguši labus rezultātus šajā ziņā. Pēdējā pusgadā puse no Eiropas centrālās bankas valdes locekļu ir nomainīta un mm, trīs no astoņiem valdes locekļiem ir sievietes. Neaizmirsīsim, ka viena mm, sieviete arī ir ECB prezidenta. Tomēr ar to nav gana. Pēc dažus mēnešus atpakaļ Eiropas mēdīji mm, e, publicēja valdes mm, foto, kas arī ir ECB viens no valdošajiem e, struktūra mm, vienībām, un tur bija tikai viena sieviete, e, Lagardas kundze, bet tas saistās ar to, ka neizpildes dāļu uh, pārsvarā veido Nacionālo centrālo banku vadītāji Eirozonā, un tā un nu sagadījies, ka tie ir vīrieši. Un tas nu parāda to, ka mūsu mērķis, lai būtu mm, atbilstīga pārstāvniecība šajās struktūrās, uh, būtu iespējams tikai tad, ja nacionālajās institūcijās visu pirms tas notiek. Tāpēc mēs aicinam padomi eh, nosūtīt tālāk mūsu vēsti visām dalību valstīm. Noslēgumā es tikai vēlētos teikt, ka mūsu atbalsts šiem diviem izcilajiem kandidātiem ir mūsu atbild, daļa no mūsu atbildības nodrošināt atbilstīgu ECB darbību, tajā pašā laikā saglabājot starp institucionālo sadarbību, kam nevajadzētu mīkstināt mūsu cīņas, kuras turpināsim izcīnīt, apņēmības pilni arī nākotnē. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu komisijai Džentilonī kungam lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie parlamenta locekļi, Irēne Stinālī kundze. Mēs visi zinām, cik būtiska ir Eiropas centrālās bankas loma mūsu ekonomikā. Banka ir spēlējusi izšķirošu lomu, pārvaldot pašreizējo krīzi, monetārā politika, uh, ir veiksmīgi izmantojusi tās rīcībā esošos eh, instrumentus, lai stimulētu ekonomiku. Un kā rezultāts tika novērsts eh, būtisks deflācijas risks. Esmu gandarīts redzēt eh, darba programmā diskusiju par šīm diviem kandidātiem, divām iecelšanām. Vispirms demokrātiskās pārskata atbildības dēļ līgumi iezīmē Eiropas centrālās bankas neatkarību Mm, tas ir princips, ko komisija pilnībā aizstāv. Tomēr neatkarība un pārskata atbildība ir vienas monētas abas puses. Otrakārt, kā jūs to redzat no kolēģijas sastāva un komisijas komisāru kabinetu sastāva, šī komisija ir apņēmības pilna veicināt dzimumu vienlīdzību. Esmu pārliecināts, ka publiskajām institūcijām, tādām kā Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka, tām ir jābūt īpašai atbildībai šajā jautājumā. Tādēļ es atbalstu parlamentu apņēmību nodrošināt dzimumu līdztiesību visās Eiropas struktūrās, ko uzsvēra arī cienītā Tināglī kundze. Jūs ļoti pareizi arī norādījāt rezolūcijā gada sākumā, ka mēs, mm, kas strādājam ekonomiskajā nozarē, mums ir jāstrādā vairāk, jādara labāk. Tomēr ir jābūt piesardzīgiem, atvieglojot ECB darbu šajos svarīgajos laikos, jo nevar vainot vienu institūciju par trūkumiem iecelšanā. ECB arī ir eh, pēdējos gados veikusi uzlabojumus šajā ziņā, un eh, viņi noteikti turpinās eh, iestāties par dzimumu vienlīdzību Lagardas kundzes vadībā. Beigu beigās parlamenta pozīcija jau ir sniegusi rezultātus pēc tam, kad Lagardas kundze tika iecelta un arī, kad Fondera Lajenas kundze kļuva par komisijas prezidenti. Uh, Tās ir divas ļoti prominentas pozīcijas Eiropas Savienībā. Es ar lielu interesi uzklausīšu jūsu viedokli un ar prieku sadarbošos ar Eiropas centrālo banku. Paldies, priekšsēdētāji! Um, paldies, komisāra kungs! Tagad politisko grupu vārdā un konkrēti tautas uh, partijas uh, vārdā Ferber kungs. Divas minūtes, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi un kolēģis! Eiropas centrālās bankas valde šobrīd piedzīvo lielas personāla pārmaiņas. Kristīna Lagarda, Izabela Šnābele un Fabio Paneta ir jaunas uh, sejas Eiropas uh, centrālajā bankā un uh, īsā laikā. Uh, Eiropas uh, centrālās bankas pārvaldē ir parādījušās četras jaunas sējas. Tomēr mēs uh, uzskatām, ka bankai būtu jāuzdod jautājumi par eh, naudas politiku. Un eh, tas, ko tā izdarīja 2003. gadā, bija liels solis. Tomēr mums eh, būtu nedaudz jāsamazina savas ambīciju līmenis, jo Eiropas centrālās bankas mandāts netiek apstrīdēts, tas izriet no līgumiem, un ja kāds vēlas šajā mandātā ko mainīt, tad ir jāgroza līgumi. Un ECB uh, nav uzdevuma panākt sev jaunu mandātu. Mums ir jāuzdod sev jautājums, ko nozīmē cēnu stabilitāte 21. gadsimtā. Pavisam nesen uh, centrālās bankas vadītājs aprakstīja struktūrālos uh, faktors, kas ietekmē mūsu ekonomiku, struktūrālās pārmaiņas, uh, pārēju uz pakalpojumu sabiedrību, pieprasījumu pēc drošiem ieguldījumu produktiem, un tas viss ietekmē arī procentus. Tomēr, ja mēs uh, saskatām, ka tuvojas krīze, Eiropas uh, centrālajai bankai būtu jāspēr nākamais solis un attiecīgi jāpielāgo centrālās bankas uh, monetārā politika. Nav jēgas turēties pie 2% inflācijas mērķa, ja mēs paši ilgtermiņā prognozējam mazāku inflāciju. Tāpēc uh, šis, šī pieeja ir jāpārskata, lai krājēji atkal varētu priecāties par zināmiem procentu ieņēmumiem. Un uh, mēs arī priecājamies, ka šī, šīs valdes kandidatūras tiek izvirzītas ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Liels paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu vārdā divas minūtes uh, Fernandesa kungs. Liels paldies! Paldies priekšsādātāju, sveicu komisāru kungu. Rītdien balsosim par uh, abiem kandidātiem, lai mm, e, ievēlētu ECB valdi. Es domāju, ka abi kandidāti, kas ir izgājuši ekonomikas un monetāro komitejas mm, eksāmenu pārbaudu, pilnībā izpilda prasības, lai piedalītos monetārajā politikā ECB. Tas e, izmaiņas katreiz arvien vairāk sakrīt arī ar jauno uh, pašas institūcijas prezidents ievēlēšanu. Nu, tas ir jauns periods, jauns periods, kur, nu, es domāju, nepieciešams pārskatīt Eiropas centrālās bankas darbību. Eiropas centrālās bankas mandāts ir noteikts līgumos, bet šis, šim mandātam ir jāizpaužas ar konkrētiem mērķiem un instrumentiem, lai īstenotu monetāro politiku, kas ir daļa no debatēm pašreizējā ECB monetārā politika. Uh, Tās stratēģija tika pieņemta 2003. gadā, tātad vairāk kā 15 gadus atpakaļ. Kopš tā laika daudz kas ir mainījies, ir mainījies procenti, procentu likmes, tāpat ir notikusi digitalizācija lielāka, arī demogrāfija ir mainījusies, un tajā pašā laikā ir notikušas šīs Mm, procentu likmes kritums, un tad nu, ir jāmeklē citi mērķi šī mandāta ietvaros. Ir jāizanalizē, vai varam iekļaut eh, aktīvu cenas, eh, mums ir jānofiksē inflācijas mērķi ne tik daudz attiecībā uz cēnu pieaugumu vai cenu līmeni, bet nu ir jāpārskata instrumenti. Uh, tādā digitālā pasaulē, kas ir jauna monetārai politikai. Un tāpēc eh, ir jābūt ECB, kas ir gatava, un eh, divi kandidāti, par kuriem balsosim, sniedz skaidrību eh, šiem principiem un debašu skaidrībai. Liels paldies! Renew Europe grupas vārdā divas minūtes Garikāno kungs. Liels paldies priekšstādātājiem! Eiropas centrālā banka ir bijusi vienīgā institūcija, kas ir darbojusies, m, mm, lai pārvarētu krīzi Mm, tās laikā. Diemžēl, mm, ņemot vērā ziņas, kas ienāk no dažādām valstīm, nu, tas tik skaidri neparādās sabiedriskajā domā. Cits sūdzās, ka ECB pārāk daudz dara, varbūt tā ir dā, daļa taisnības, bet ECB e mm, dara daudz, jo tāpēc, ka monitorā politika ir vienīgais instruments, kas pastāv un pašas valstis nepild savu pienākumu daļu. Monetārā politika nevar būt vienīgais veids, kā cīnīties ar recesiju. Ir jābūt mm, tādiem mehānismiem pret eh, cikliskumu, mm, kā piemēram arī budžetu Eiropas, eh, Eirozonai, un eh, šim budžetam jābūt pietiekami lielam. Mēs vēlamies un ticam tādai ECB, kas ir neatkarīga, kas saka patiesību, lai cik nērta tā būtu, un taisnība ir tāda, ka dalībvalstīm jādara vairāk. Uh, Un tāpēc um, mēs uzskatām, ka šie divi kandidāti, par kuriem balsosim, viņi ir piekrituši padarīt ECB mm, par tādu iestādi, kas pastiprinās nepieciešamās reformas Eirozonā. Un tad arī ir ne tikai jāizmanto monitorā politika, bet eh, ir arī neveiksmīga komunikācija bijusi. Ir bijis populisms, mēs nevaram pieļaut to, ka sensacionāli mēdīji mm, paziņo, ka ECB mūs izlaupa. Eiropas Savienībai ir jābūt savam skaidram diskursam šajā ziņā, lai aizstāvētu institūcijas un paskaidrot mūsu pilsoņiem, kāpēc ECB institūcijas ir tās īstās un pareizās, kurām jārisina krīze. Uh, Un arī mēs, mums Eiropas parlamentā jābūt aktīvākiem, jānosūda populistu meli, skaidrojot lēmumus, bet ir jārunā arī par tehniskiem lēmumiem, ne tikai politiskiem, jāskaidro tās idejas, kas pamato mūsu lēmumu pieņemšanu. Un ECB ir jābūt ticamai, un tad no mūsu visu pūliņiem atkarīgs no tā, lai mūsu uh, valūtai būtu arī eh, labklājība nākotne. Tas ir mūsu izaicinājums arī turpmākajiem valdes locekļiem ECB Izabelai Šnābelei un Fabio Panetam. Riņu Eiropu mēs zinām, ka viņi ir spēj, spējīgi palīdzēt, un tāpēc mēs balsosim par. Ticam, ka viņi spēj pieņemt pareizos lēmumus un ka abi spēj palīdzēt skaidrot šos lēmumus, kā E, mūsu komitejas priekšstādātāja teica, vēlētos izcelt arī vēl vienu problēmu attiecībā uz iecelšanu, proti dzimumu līdztiesība. Pilsoņi nevar justies pārstāvēti, ja puse no viņiem nav mm, pārstāvēti. No 24 locekļiem tikai viena sieviete, un te parlaments cenšas meklēt risinājumu. Martā arī tika pieņemts dokuments, kur bija prasīts uh, lai kandidātu vidū tika izvirzīts viens vīrietis un viena sieviete. Un te tad parlaments izvēlētos viskvalificēto. Ja nav šādu principu, tad mēs nenonāksim pie vienlīdzības. Valstīm ir jādara vairāk savu kompetenci ietekmē. Visi nacionālo banku vadītāji ir vīrieši. Es esmu. Uh, ekonomikas profesors jau 25 gadus esmu strādājis un varu apliecināt, ka nozare ir ļoti profesionāls sievietes, tāpēc ne grūti saprast, kāpēc būtu tik grūti tās atrast. Un tas tiešām ir apkaunojums šajā fotografijā. Neatkārtošu vēlreiz to un šajā ziņā prasām dalību valstīm, lai tās izpilda savu uzdevumu daļu. Paldies! Muchas gracias! Liels paldies! Zaļo grupas vārdā divas ar pus minūtes eh, Gīgolda kungs, lūdzu. Finank. Eh. Paldies, priekšstādātāji. Mēs zaļie atbalstām Izabelu Šnābeli un Fabio Panetu šim amatam, tomēr būtu jāizmanto iespēja norādīt, eh, kā mēs līdz tam nonācām. Jau vairākus gadus šis parlaments strīdas par to, ka ir nepieciešama uh, labāka amatu pārdale starp uh, vīriešiem un sievietēm centrālajos uh, finanšu amatos. Un uh, jāteic, ka mums pašiem pat nav izdevies to panākt. Tomēr kas tad ir noticis? Šis parlaments ir skaidri norādījis, ka nākotnē mēs vienmēr vēlamies līdzsvarotus sarakstus, lai pēc tam mēs varētu izvēlēties kandidātus saskaņā ar to kvalifikāciju un dzimumu. Un padome atkal to nedzird, jo tāpat kā iepriekš vadošie amati tiek uh, apskatīti kā balvas, uh, tā teikt, uh, vienu reizi amatā itālis, pēc tam vācietis, pēc tam uh, francūzis. Bet uh, tādējādi mēs uh, neizvēlamies nekvalificētākos kandidātus, nedz arī nodrošinām uh, dzimumu līdzsvaru, tāpēc ir nepieciešams starpiestāžu nolīgums, lai būtu skaidrs, kā mēs nākotnē varam nonākt pie saprātīga dzimumu līdzsvara, nekaitējot pašiem kandidātiem, un te mēs aicinām tālākā komisiju izstrādāt šādu starpiestāžu nolīgumu. No kandidātu iecelšanai vadošajos amatos Eiropas Savienībā. Tomēr te ir vērts uzdot arī jautājumu, vai mēs runājam tikai par personālu un atsevišķiem amatiem. Ja ECB vadībā būtu sieviete, vai viņa tiešām uh, būtu noteikusi monetāro politiku gadiem ilgi uz priekšu, kā to izdarīja Mario Draghi, viņš uh, patiesībā ir uh, nākotnē paredzējis zemu procentu līkmju politiku. Uh, Un um, mēs uzskatām, ka šis ir īstais brīdis uh, līgumā noteikto uzdevumu ietvaros noteikt ECB monetāro politiku nākotnē, ņemot vērā, kādas sekas rada mazo procenta likmju politika. Jo mēs uh, jau tagad redzam, ka pastāv reālas iespējas, ka veidosies nekustamo īpašumu burbulis. Uh, Un tāpēc ir pozitīvi, ka Kristīna Garde šobrīd norāda, ka tikai ar kopēju polit eh, fiskālo politiku un eh, citiem līdzekļiem ir iespējams eh, mainīt šo monetārās politikas ievies. Liels paldies! Tālāk ID grupas vārdā Rinaldī kungs divas minūtes. <clears throat> Godājumo priekšsādātāji, godājumie kolēģi! Mūsu delegācija atbalsta ECB valdes um, iecelšanai Fabio Panetu. Mēs priecājamies, ka viņš ir itālis, un mēs uh, apzināmies, ka viņš ir pierādījis uh, savas uh, ievērojamās zināšanas, profesionalitāti un neatkarību. Un viņš uh, pēc pilniem nopelniem eh, ir eh, darbojies arī Itālijas centrālajā bankā. Tomēr mēs gribētu pievērst parlamenta uzmanību tam, ka ceram, ka jaunā ECB valde neatkarīgi izvērtēs uh, negatīvās procentu likmes, kas noved pie paradoxālas situācijas. No vienas puses uh, ir likviditāte. Pateicoties uh, ECB darbam pēdējo gadu laikā, un uh, šī likviditāte ir sasniegusi ekonomiskos operators Eiropā, bet ne cilvēkus, ne ģimenes, un uh, tas negatīvi ietekmē arī finanšu aktīvus, tādus kā pensijas fondus. Visbeidzot, mēs uh, esam sagatavojuši eh, kalendāru, kur um, norādam eh, biržā kotētos atvasinātos instrumentus, kas tiek eh, kategorizēti kā otrās kategorijas vērtspapīri. Un mēs arī saskatām tur zināmus riskus. Cerams, ka ECB jaunā valde uh, izskatīs um, to, kāda ir situācija ar uh, eiro stabilitātes mehānismu, ar uh, dalībvalstu parādiem un norādīs uh, kritērijus uh, un faktors, kas negatīvi ietekmē tirgu. Tas uh, tiešām ir ļoti bīstami, jo uh, kvantitatīvās metodes ir izrādījušās diezgan neveiksmīgas. Lielas paldies! Tālāk ECR grupas vārdā Van Overtvelda kungs, pusotra minūte. Dank u, voorzitter, commissaris Gentilone, collega's. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, komisāra kungs! Eiropas centrālās bankas darbība ir izmaksājas diezgan dārgi pēdējo gadu laikā, jo īpaši, ja mēs paraugamies uz uh, neseno krīzi. Bet šobrīd mēs redzam, ka tiek uzstāts uz to, lai turpinātu līdzinējo politiku, un tas uh, noved pie nepatīkamām sākām. Tikai pāris piemēri, bet, protams, tādu ir vairāk. Piemēram, tiek apdraudēti noguldījumi, tiek izdarīts spiediens uz uh, ražīgumu, tiek uzturētas mākslīgi, tiek uzturēti uzņēmumi, un tāpat tiek izdarīts spiediens uz finanšu stabilitāti. Jāsaka, ka jaunajam Eiropas centrālās bankas vadītājam uh, būs jāveic ļoti liels darbs, un tas pats sakāms arī par šiem jauniem valdes locekļiem - Panetis kungu un Šnābels kundzi. Jāsaka, ka uzklausīšanās e, šie kandidāti atstāja ļoti pozitīvu iespaidu, bet tagad vēlos e, atgriezties pie tā, ko Šnābels kundze teica uzklausīšanā. Ir ļoti maz cilvēku, kas saprot, kas e, patiesībā notiek, un es iebildu pret to, bet Bet eh, jāsaka, ka centrālo banku komunikāciju noteikti mēs eh, varētu uzlabot, lai to vieglāk saprastu vidēja pilsoņi. Paldies! Paldies! Un tagad goja grupas vārdā vārds uh, Guzmau kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mario Draghi bankas vadīšanas laikā tika izmantota ļoti ekstrēma politika, bet jāsaka, izaugsme bija neliela, un tas atstāja sekas, kuras mēs nevaram vienkārši ignorēt. Arī uzklausīšanas laikā mēs uzdevām jautājumu vai jaunie valdes eh, locekļi piekrist tam, ka mēs Eiropas Savienībā izmantojam uh, budžeta instruments, kas būtu daudz spēcīgāk nekā līdzšinējiem. Mēs vēlējāmies dzirdēt, ko šie kandidāti domā par Eiropas centrālo banku, kas varbūt varētu vairāk vērsties pret nevienlīdzību. Uh, un eh, vairāk pievērsties arī inflācijas ierobežošanas jautājumiem. Mēs vēlējāmies dzirdēt arī, kādas eh, būtu idejas par to, kā Eiropas centrālā banka varētu dot savu pienesumu cīņā pret klimata pārmaiņām. Mūsuprāt, eh, atbildes no Panetskunga puses mums bija pieņemamas, tāpēc balsosim par viņu kandidatūru, taču Šnābels kundzes teiktais mūs nepārliecināja. Mēs nevēlamies tomēr um, liekt viņai um, kļūt par bankas valdes locekli. Katrā ziņā mēs uzskatām, ka dalībvalstīm ir jāuzņem savu atbildību, lai panāktu to mērķi, kuru mēs vēlamies, proti līdzsvaru turpmāko locekļu iecelšanā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kastaldo kungam uz pusotru minūti. Šķiet, ka viņš nav zālē. Tad vārds Bērger kungam uz divām minūtēm. Jā, dank, eh, Frau Jā, liels paldies, priekšsētāji, komisāra kungs. Jā, arī es vispirms novēlēt eh, Panets kungam un Šnābels kundzei veiksmi turpmākajos uzdevumos. Visa Eiropa ir atkarīga no uh, tā, kādu kursu uzņems Eiropas centrālā banka, un tāpēc mums ir jāizmanto šī iespēja, lai nākt klajā ar dažiem komentāriem. Jau vairākus gadus mēs dzīvojam uh, Eiropas centrālās bankas uh, politikas ietekmē un Un mēs redzam, ka Eiropas centrālās bankas rīcība noved pie nevienlīdzības. Nu, ne visi uzņēmumi ir akcionāru uzņēmumi. Daži uzņēmumi ir atkarīgi arī, un dažas sabiedrības ir atkarīgas no uzkrājumiem, un tāpēc ir jācenšas atrisināt arī uh, viņu problēmas. Eiropas centrālās bankas neatkarība ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc arī es aicinu nākamos kandidātus, kurus mēs no EPP puses atbalstam, lai viņi padomātu par šiem argumentiem arī Eiropas centrālās bankas valdē. Varbūt būtu vērtīgi uzsākt debats par to, vai šis 2% inflācijas e, mērķis tik tiešām ir atbilstošs mūsdienu situācijai, un vai to ir jācenšas par katru cenu panākt. Ar šādām debatēm par uh, politikas saturu mēs varbūt varētu mainīt arī bankas kursu, un es vēlu turpmākajai valdē veiksmi. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Markes kungam uz divām minūtēm. Yep. Now it's okay. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Tagad ir sācies jauns politiskais cikls. Šobrīd ir pienācis laiks panākt uh, mērķu sasniegšanu. Mēs uh, sagaidām no Eiropas uh, centrālās bankas valdi un tās vadību arī spēlēt lomu, lai sasniegtu Eiropas prioritātes. Mums ir izdevies vienoties par mazākam, mazāk svarīgām lietām, bet arī par lielākām reformām. Mēs nevaram aprobežoties tikai ar to, ar ko esam panākuši. Mēs nevaram tikai un vienīgi paļauties uz monetāro politiku, kas ir ārkārtīgi svarīga, taču nav vienīgā. Mums ir nepieciešams spētīgs, spēcīgs investīcija plāns un ir jāsagādā nepieciešamie budžeta līdzekļi, lai nodrošinātu stabilitāti nākotnē. Mums ir jārīkojas, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām, lai veicinātu ekonomiku, bet arī uh, sociālo kohēziju. ECB ir ļoti svarīga loma, un mums ir jāanalizē tās mandāts, ņemot vērā Eiropas mūsdienu prioritātes. Bet šie uh, jaunie valdes locekļi būs atbildīgi arī par to, ja uh, bankas vadītāji arī turpmāk turpinās līdzšinējo kursu, jo no tā viss ir atkarīgs. Jo mēs sagaidām no Eiropas centrālās bankas, ka monetārā politika ļaus mums piemēroties izmaiņām, un tad mēs varēsim īstenot pārējo, īstenot savu ekonomikas politiku. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad vārds Ūrtas un kungām uz divām minūtēm. Gracias, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Netradicionāli ECB pasākumi ļāvuši eiro noturēt eh, uz viļņa, un eh, tieši tas eh, nodrošināja mm, aizsardzību eiro. Nevar mm, neapgalvot, ka tas bija ārpus likuma, kā daži teica jo nu, bija tie, kas mm, vēlējās sūdzēties Luksemburgā, un Luksemburga apstiprināja katru no šiem pasākumiem. Bet nu, jāizsver riski, kādi bija šiem pasākumiem. Uh, piemēram, burbulis, kas radās eh, nekustamo īpašumu tirgu vai citas ietekme, kas, kas destabilizēja finanšu tirgu. Un arī jāpārskata mm, eh, saistībā ar ECB monetārās politikas kopums, lai to pielāgotu, kas svarīgi arī mūsu grupai, mm, tās ietekme uz klimata pārmaiņām ir. Ja tāda aktīva ietas iepirkšana, kas saistīta ar oglēm, un mm, tas e, viss ir jāņem vērā. Un e, šķiet, ka mm, bija pozitīvi novērtēti šie izaicinājumi attiecībā uz šiem abiem mm, e, kandidātiem, bet vēlētos norādīt, ka mēs nevaram turpināt ar to, ka ir tikai šādi vienlīdzības saraksti, jo Eh, Lagārdas kundzes foto, mm, kur viņa ir vienīgā sieviete, tas ir pilnīgi mm, apvainojoši. Kā jau tika teikts, ir izcils sievietes profesionāls, kas var ieņemt augstākos amats finanšu iestādēs. Un tad, nu, tas ir parlamenta, bet arī citu institūciju uzdevums to nodrošināt. Bet mm, šajā nākotnē, ko mēs arī prasām, lai būtu uh, Nu, vienlīdzības, e, šie vienlīdzīgi saraksti, lai nodrošinātu dzimumu vienlīdzību. Jo, ja mm, valde turpinās, ne, padome turpinās neklausīties tajā, ko sakām, tad turpināsies šāda situācija. Un es ceru, ka šīs e, vienlīdzīgi saraksti kļūs par realitāti. Paldies! Lielas paldies! Došu vārdu ar vēžu vēnam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs, godātie kolēģi. Es uh, izvērtēju profesionālo karjeru un kompetences abiem piedāvātajiem kandidātiem, un es uh, neredzu nevienu iemeslu, kāpēc iebilst mm, pret uh, šiem mm, kandidātiem. Bet no savas puses es vēlētos uzdot jautājumu par šīs valdes uh, dažādību, notiek e, cirkulāra stagnācija un cik reāls ir 2% gads e, inflācijas mērķis elektrovalūtas e, izplatīšanās arvien lielākā mērā. Un vai nebūtu tā, ka ECB ietekmētu ne tikai monetārās, bet arī sociālās politikas? Tie ir jauni jautājumu, jo mēs esam jaunā monetārā ekonomiskā pasaulē. Visur pasaulē e, šīs jaunā klasiskā teorijas izgāzās, un globālistu teorijas arī ir cietuši neveiksmi, un e, tad arī e, tie, kas ievēlēja Trumpu un arī apvienotajā karalistē Boris Džonsonu, uh, Nu, tas e, tie visi ietekmē situāciju, nu, un es ticu, ka mēs e, ienākam jaunā monetārās un ekonomisko politiku pasaulē. Tāpēc no savas puses, kad es runāju par e, diversitāti, par dažādību, es vēlētos uzdot jautājumu parlamentam, vai nevajadzētu ECB padomē iecelt profesionāļus un ekonomistus digitālajā jomā, digitālās ekonomikas jomā, vai nevajadzētu uh, arī politiskās zinātnes pārstāvis, kas atgādinātu, ka valūta, kas ir suverenitātes svarīgs instruments, vienmēr arī politisks instruments un uzticības un stabilitātes mm, instruments uzņēmumiem. Un visbeidzot, jāteic, ka valūta nebūs ilgtspējīga, ja tā būs eh, tādā pasaulē, kas pati nav ilgtspējīga. Es pats esmu ekoloģisko zinātņu pārstāvis, un tas būtu arī vērā ņemams elements. Paldies! Un tagad kārtīkungs. Mēs zinām, ka ECB ie mm, būs stratēģiskais pārskats, un mm, es mm, atbalstu jauno aicinājumu no jaunās priekšstādātais puses, bet, nu, Mm, te jāizceļ īronija, kas, mm, ko mēs redzam, ka ECB ir bijusi taupības pamatā, un eh, tagad eh, tie, kas to virzīja uz priekšu, mm, redz to, ka mainās šie vēji. Mums ir jābūt eh, nopietnai analīzai par to, kādas sekas rada ECB politika Eirozonā, to starp uh, Um, nekustamā īpašuma mm, burbuļus, uh, tirgus cenas noteikšanas un citus. Tāpat uh, ECB politika ļāvusi kļūt bagātākai nelielai minoritātei, bet uh, vairākums parastie cilvēki, darbinieki neko no tā neizjuta. Nebija iespējams nodrošināt arī pietiekami zāļu politiku. Liels paldies! redzu, eh, ka Kastaldo kungs ir ieradies zālē, došu viņam vārdu tagad. Vien, pusotra mm, minūte jums paldies. Vēlētos eh, arī komentēt Panetas kunga nomināciju. Itālija būs pārstāvēta valdē ar eh, īstu profesionāli, kas ir atzīts ekonomikas uh, nozarē. Bankā viņš ir valdē piedalījies ar Itālijas bankas prezidentu vairāk kārtīgi. Viņš arī ir aizvietojis mm, prezidentu. Viņš arī bijis banku vigilances mm, struktūras dalībnieks un arī visgrūtākajos brīžos viņš analizēja krīzi, scenārijus, cēloņus, uh, Nu, viņš eh, ar lielu deksmi ir aizstāvējis Eiropas intereses. Eh, un tad ir daudz izaicinājumu arī jaunajai vadītājai, kriptovalūta, eh, banku savienība. Bet mēs zinām, ka izdarītā izvēle ir izcila un atbildīs uh, augstiem principiem, kuriem Panetas kungs vienmēr ir ticējis savas karjeras laikā. Liels paldies! Tagad Haidera kungam, nē, atvainojos, saka priekšsēdētāji Tanga kungam vārds. Paldies priekšsēdētājs sveicu komisāru Gentiloni. Reizēm attēli runā vairāk kā tūkstošiem uh, vārdu, kad uh, eh, Lagārdas kundze publicēja pirmo uh, banku prezidentu uh, foto, tas vairāk kā uh, vārdi mm, pateica un uh, bija. Uh, daudz smaidu, bet tie bija 24 vīriešu smaidi. Un tad man jāpadomā vēlreiz, vai tiešām ir 2019. Eh, gads, ja neredzētu mm, eh, planšetes eh, uz galdiem, tad es domātu, ka ir krietni sanāki laiki. Daudzi no mums ir varbūt pieraduši pie tādām situācijām, kur ir daudz vīriešu. Tomēr šai uh, Bildē vajadzētu mūs atmodināt. Tas parāda to, ka dzimumu vienlīdzība joprojām ir aktuāls jautājums un attiec uz mums visiem. E, es un ne tikai es, bet arī sociāla demokrāta un parlaments aicina uh, izvirzīt uh, padomē divus kandidātus, vīrieti un sievieti. Es zinu, ka tas ir garš ceļš, kas ejams, Eirogrupa uh, piedāvā, um, piedalās procesā. Uh, bet būšu stingrs, ja padome neatjaunos savu iecelšanas procedūru 21. gadsimtam, tad mums būs jābalso pret. Kā var tikt pieņemti taisnīgi lēmumi, ja puse no iedzīvotājiem ir izslēgti lēmumu pieņemšanā? Kā mūsu politikas var veidot modernu ekonomiku, ja nav ievērot šie principi. Šābela un Panēta ir apņēmušies veicināt dzimumu vienlīdzību, viņiem ir ļoti daudz dārāmā. Jācer, ka vārdi īstenosies arī darbos. Paldies! Tagad Haidara kungs divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji, komisāra kungs, godājumie kolēģi. ECB priekšsēdētājas Lagārdas eh, skatījums ir saprotams, jo mēs redzam, cik kaitīgu ietekmi rāda zemo procenta likmi politika. T, eh, veidojas um, nekustamo īpašumu burbulis, zemes uh, cenas uh, pieaug un kļūst gandrīz neapmaksājums. Uh, tiek uh, uz, mākslīgi uzturēti pusbankrotējuši uzņēmumi. Un uh, mēs te runājam par cēnu stabilitāti, bet Eiropas uh, centrālās bankas uh, galvenais uzdevums tas jau nav uh, krietnu laiku, ņemot vērā to, ka veseli reģioni bankrotē. Un, protams, uh, ka te mēs uh, atkal izvirzām kandidātus, kas uh, nevis kritiski vērtē situāciju, bet uh, tikai visu slavē. Un uh, tieši tāpēc. Uh, es gribēju atgādināt, ka no ECB valdes zemās procentu, procentu likmi politikas dēļ atkāpās vairāki direktori un arī nākotnē. Tas uh, ECB būs ļoti svarīgi, jo ECB Šobrīd eh, mēs vēlamies izmantot, eh, lai finansētu pilnīgi nepareizu klimata politiku, pārkāptu likumus un tādējādi ECB par eh, skumju tradīciju kļūst likuma pārkāpšana. ECB vienkārši ir kļuvusi par spekulantu un banķieru lobby organizāciju. Un no abu kandidātu atbildēm uh, Vismaz eh, no Šnabeles kundzes atbildēm var um, izlobīt, ka viņa būs eh, pret uh, pilsoņiem draudzīga politika. Lielas paldies! Tālāk uh, Regneres kundze. Paldies priekšstādētāji, godāmo komisāra kungs. Sievietes sastāda pusi no um, iedzīvotāju skaita un uh, tādējādi ir pelnījušas arī pusi pasaules. Un, um, mēs kā sievietes esam pelnījušas, ka mums arī tiek uh, uh, piešķirti amati AJOPA, ESMA, ECB, un um, ne tikai ar zobiem un nagiem cīnoties par, šīm, par šiem amatiem, mēs um, redzam, ka Lagārdas kundze jūtas ļoti vientuļi šajā patriarchālajā ECB, mums eh, ir svarīgi iesaistīt eh, gudras vīriešus un gudras sievietes visos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Mēs eh, arī gribam ko teikt par ilgspējīgām investīcijām un, ja, un um, monetāro politiku, kas nāktu par labu mūsu ekonomikai, to stimulētu. Un, uh, Mēs vēlamies arī likt akcentu uz godīgu un zaļu ekonomiku. Tāpēc uh, es aicinātu valdības un ministrus uh, ļaut uh, sievietēm arī piedalīties lēmumu pieņemšanā. Jūs zināt, kāda ir uh, nominācija procedūra, un jūs visi zināt, ka <clears throat> mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu darīt visu, lai šo procedūru mainītu. Liels paldies! Tālāk uh, Gunārs Beks, pusotra minūte. Priekšsādātāji, godājumie kolēģi! Novembra vidū Šnabelis kundze Twitter aicināja Vācijas mēdījus atteikties no ECB kritikas, tas kaitē eiro. Tāpat arī vācu noguldītāju dusmas uh, par zemajām procentu likmēm. Viņa uzskatīja, ka tas esot finanšu analfabētisms. Tomēr ECB un prominentu ekonomistu prognozes ir izgāzušās. Šobrīd mums ir zemes procentu likmes, zema izaugsme un lielākās darba spēka izmaksas attīstītajā pasaulē. ECB finanšu stabilitātes pārskatā pati atzina, ka pārvērtētu biržas kursu un, un uzņēmumu pārmērīgu parādu dēļ tās uh, līdzekļi ir nonākuši ārpus Eiropas uh, trūcīgās valstīs. Un um, tikai Vācijā noguldītāji nav saņēmuši vairāk nekā 50 miljardus uh, eiro procentu likmēs. Uh, Vai tā ir tā patiesība, ko Šnabelis kundze grib apslāpēt? Mēs esam pret šādām idejām un uzskatām, ka mm, godīgums ir labākais uh, ceļš uz patiesību. Lielas paldies! Tālāk lūdzu Maksimiljāns Krahs, pusotra minūte. Frau Präsidentin! Priekšsēdētāji! Komisāra kungs, es eh, ar lielu interesi noklausījos eh, iepriekšējos runātājus, it īpaši to, ko teica Bergara kungs, kurš eh, skaidroja, ka ir divu veidu sabiedrības, proti akcionāri un noguldītāji. Un um, kandidāts Fabio Panēta to arī ļoti skaidri norādīja, sakot, ka noteikumi Eh, ko izvirza ECB, nedara Itālijai. Varbūt viņam daļai ir taisnība, bet tā nevar, kalpu, tā nevar strādāt vienota valūta. Un kā gan ņemot vērā šo atziņu, ka pastāv dažādas ekonomiskās pamatstruktūras, mēs varam līksmot par šiem eh, kandidātiem. Uh, Tas e, šķiet ir Vācijas e, CDU un Eiropas Tautas partijas noslēpums. Ja Fabio Panēta aizstāvēs Itālijas intereses un uh, e, akcionārus, tas būtu pašsaprotami. Viņš, uh, protams, ir ļoti labi izglītots un viņam tam ir visi akadēmiskie priekšnoteikumi. Bet kāpēc Vācija piedāvā Šnabeles kundzi, kura arī aizstāv akcionāru intereses? Uh, un darbojas pret vācu noguldītājiem, pat kritizējot um, šķietami nepareizu monetāro politiku. Tas laikam ir Vācijas federālās valdības noslēpums. Un arī sociālistiem es gribēju šeit atgādināt, ka mēs te runājam par naudu, nevis par uh, pusi no maiznīcas. Un um, te iet runa par politiku. Tai nebūtu jābūt atkarīgai no dzimuma. Varbūt kā sociālisti uh, labāk jūs vēlētos ēst kūkas, bet um, man par to ir kas cits sakāms. Liels paldies! Šķiet, ka mēs esam pienākuši pie brīvā mikrofona procedūras, tomēr neviens nelūdzas vārdu. Tāpēc vārds komisāra kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Noslēgumā es domāju, ka būtu jāpateicas Benokarei, kas ir paveicis lielisku darbu izpildu padomē pēdējo gadu laikā. Mēs esam pateicīgi arī Sabīnai Lautenšlēgerei par viņas pienesumu šajā padomē, kā arī par viņas lomu pie Eiropas Banku uzraudzības projekta īstenošanas. Kā jūs zinat, Komisija nav iesaistīta valdes locekļu iecēšanas procedūrā, bet mēs pozitīvi novērtējam abus eh, jaunos kandidātus, viņu kvalifikāciju, un arī mēs piekrītam tam, ko šeit atgādināja vairāki Eiropas parlamenta deputāti, uh, par to, ka ir jācenšas panākt adekvātāku abu dzimumu pārstāvniecību valdēs un padomēs. Mēs ar lielu interesi uzklausījām jūsu viedokli par makroekonomikas īstenošanu. Tam mums bija lieliski iespēja šodien. Un runājot par to, vēlos uh, papildināt ar sekojošo. Pēdējo gadu laikā uzdevums uh, stimulēt Eiropas ekonomisko politiku galvenokārt uh, ir ticis īstenots ar makroekonomikas palīdzību. Es domāju, ka, lai pieeja būtu līdzsvarotāk, mums ir nepieciešams struktūrālās reformas un nodokļu politika. Protams, paturot prātā to, ka uh, parādam ir jābūt ilgspējīgam, te jādomā par valstīm, kurām ir lielāki parādi, un mums ir jācenšas sasniegt savus mērķus arī inflācijas jomā. Bankas prezidenta Lagarda to nesen vēlreiz apliecināja, uzstājoties Eiropas parlamentā, un tam var tikai un vienīgi piekrist. Lielas paldies priekšsēdētājiem, lielas paldies visiem deputātiem! Lielas paldies! Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu, un debats notiks, un balsojums notiks rīt. Un tagad pievērsīsimies nākamajam punktam darba kārtībā. Tas ir jautājums, uz kur jāatbild mutiski - taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā BEPS 2.0. Vēlos atgādināt, ka, lai uh, piedalītos brīvā mikrofona procedūrā un, lai uzdotu zilās kartītes jautājumus, jūs varat izmantot parasto procedūru, bet arī izmantot elektronisko sistēmu. Un tagad vārds Irēnei Vinalī, kas ir jautājumu uzdevēji. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. 240 miljārdi dolāru saskaņā ar OECD aplēsēm Tie ir līdzekļi, kurus mums nav izdevies iekasēt, tāpēc, ka multinacionāla uzņēmuma izvairās no nodokļu maksāšanas. Berklī universitāte ir aplēsus, ka 40% lielu uzņēmumu peļņas tika pārvietotas uz um, nodokļu paradīzēm. Daudziem, daudzām valstīm tas nozīmē, ka tiek zaudēt milzīgi nodokļu ienākumi, kurus varētu izmantot, lai uh, Um, nodrošinātu nepieciešamo izglītību, veselības aprūpi, sabiedriskos pakāpojumus, uh, pensijas, digitālo infrastruktūru, visas tās uh, lietas, no kurām iegūtu cilvēku un uzņēmumi visur. Ikvienam būtu jādod savs pienesums, bet kāpēc pilsoņi, patērētāji un mazie un vidējie uzņēmumi um, neīsteno nepieciešamo uh, politiku. Daudzi multinacionālie uh, uzņēmumi nemaksā nodokļus, un tas vairs nav pieņemami. Šāda situācija ne tikai rada uh, problēmas sociālajam taisnīgumam, bet uh, rada arī negodīgu konkurenci un kropļojums tirgū. Mēs daudz runājam par to, ka nepieciešama vienāda spēles noteikuma visiem, uh, bet tas, ko redzam šobrīd nodokļu politikas jomā, nav vienādi spēles noteikumi visiem. Jā, mēs vēlamies, eh, lai būtu inovācijas, lai būtu efektivitāte, bet tas ir jāpanāk ar vienādiem um, nodokļu noteikumiem visiem. Tāpēc mēs atbalstam šīs 140 valsts, kas OECD līmenī strādā pie reformas, lai tiktu galā ar šīm problēmām. Uh, Ekon komitejā uh, tika um, uzdot jautājumu uh, par šo reformu. Tāpēc mēs aicinām komisiju un dalībvalstis vienoties uh, par ambiciozu Eiropas Savienības nostāju šajās sarunās. Es pateicos komisāram, kas ir ieradies uh, šeit, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Kā komisija grasās nodrošināt kopēju Eiropas Savienības nostāju es savas starptautiskajās diskusijās par ekonomikas digitalizācijas izraizītajām nodokļu problēmām. Kā komisija plāno nodrošināt, lai notiekušās starptautiskās diskusijas par pirmo un otro uh, pīlāru būtu gan savstarpēji saskanīgas, gan saskaņā ar uh, Eiropas Savienības priekšlikumiem šajā jomā? Un kā komisija gatavojas īstenot šo iespējamo starptautisko vienošanos un uh, ja netiks panākts starptautisks risinājums, kad un kā komisija rīkosies, lai nodrošinātu koordinētu Eiropas Savienības reakciju. Eiropas parlaments sagaida, ka komisija spēlēs aktīvu lomu. Eiropa var spēlēt svarīgu lomu, lai virzītu šīs debatas tikai tad, ja mēs runāsim vienā balsī. Uh, Eiropas parlaments vēlas uh, darīt zinām savu nostāju divos jautājumos. Vispirms mums ir jānodrošina um, tas, ka nodokļu tiesības iesaista visus uzņēmumus, arī izmantojot digitālos līdzekļus. Otrakārt, mēs uh, iedrošinām minimālā līmeņa uh, ieviešanu, lai novērstu nodokļu pārvietošanu un negodīgu konkurenci nodokļu jomā. Saskaņā ar OECD uh, statistikas datiem uh, dažās valstīs nodokļu likme ir gandrīz nula, un mēs nevaram uh, to tā atstāt. Tātad noslēgumā, cienījamie kolēģi, komisāri, ir pienācis laiks modernizēt mūsu nodokļu politiku, lai nodrošinātu to, ka uzņēmums samaksā godīgi visus nodokļus un nodokļus to darīt tur, kur notiek ekonomiskās aktivitātes. Mums vajadzētu paraudzīties uz visiem multinacionāliem uzņēmumiem, kuri arvien biežāk rod risinājums, kā apiet nodokļu uh, maksāšanu. Tas rada negodīgu konkurenci spēlētāju starpā, jo valstis nevar aplikt ar nodokļiem šos uzņēmumus un tādējādi finansēt nepieciešamos publiskos pakalpojumus. Uh, Un šobrīd nodokļu slogu uzņems mazāk mobīlie nodokļu maksātāji, strādājošie un patērētāji. Tāpēc pilsoņi ir pelnījuši taisnīgu pieeju, un šobrīd ir pienācis laiks uz to reaģēt. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds komisāru kungam, Džentilonī kungam, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, Un e, cienījamie Tinālī kundze, paldies, ka uzdevāt jautājumu par šo uh, starptautisko nodokļu politiku. Jautājumu, kurus uzdevāt, parāda, cik svarīgs šis jautājums ir ekon un taks uh, komitejām un parlamentam kopumā. Es pateicos jums par līdz šim paveikto darbu. Komisija atbalsta Eiropas pieju un vēlos skaidrot, ko tas nozīmē. Mums ir jāstrādā paralēli, lai modernizētu nodokļu politikas noteikumus. Aplikt ar nodokļiem digitālos uh, pakalpojumus, kas tiek īstenoti bez fiziskas klātbūtnes. Runa ir par tā dēvēto pirmo pīlāru. Tālāk. Um, uh, arī uh, domāt par otro pīlāru, un tam mums ir nepieciešams rast uh, pasaules mēroga risinājumu, ņemot vērā digitālos biznesa modeļus, proti uzņēmumiem, kas darbojas uh, citās jurisdikcijās bez fiziskas klātbūtnes. Un mums ir jānodrošina starptautiski uh, godīga uh, nodokļu politika. Strādājot pie risinājuma starptautiskā līmenī, mūsu mērķis ir vienoties par labāko risinājumu dalībvalstīm un Eiropas Savienībai. Vēlos arī garantēt, ka vienotā tirgus specifika tiks uh, respektēta šajās starptautiskajās sarunās. Mēs allaž strādājam Eiropiešu labā, par labu Eiropas uzņēmumiem un Eiropas pilsoņiem. Tāpēc arī mūsu mērķis ir uh, sasniegt šos mērķus, nesarežģījot uh, dzīvi uzņēmumiem. Svarīgi, lai jaunie noteikumi būtu vienkārši un viegli administrējami, un lai tie ļautu ieņemt papildus resursus, kurus mēs varētu pārdalīt par labu pilsoņiem. Ir svarīgi saprast, kāds, kāda būs ekonomiskā ietekme opcijām, kas tiek piedāvātas abos pīlāros, lai dalībvalsts varētu pieņemt lēmumu, esot labi informētas. Sākotnējo ekonomisko aplēšu rezultāti eh, līdz šim ir bijuši iedrošinoši. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība varētu iegūt no pī pirmā pīlāra un visas dalībvalsts varētu iegūt no otrā pīlāra. Komisija tagad ir aicinājusi dalībvalsts uh, um, sniegt nepieciešamos datus, lai mēs varētu pieslīpēt ekonomisko analīzi. Noslēgumā, ja tiks panākta vienošanās starptautiskā mērogā par abiem pīlāriem, Eiropas Savienībai būs jāizlemj, kā to īstenot Eiropas Savienības līmenī. Ja uh, vienošanās netiks panākt vai arī tiks panākt tikai daļēji līdz 2020. gadam, ir pilnīgi skaidrs, ka uh, rīcībai Eiropas Savienības līmenī uh, būs jābūt, un tātad mums tā būs jāturpina, un komisija rīkosies balstoties uz šo pamatu. Paldies! Bardzo, paņi komisāžu, v imieniu grupē. Liels paldies! Un tagad ETP vārdā. Markus Ferberam vārdu divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji komisāri, godājumie kolēģi. Paldies, komisāri, par jūsu skaidro apņemšanos, ko jūs tikko paudāt. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, jo tās lietas, ko mēs iepriekšējā sasaukumā konstatējām, īpašajās nodokļu komitejās ir jārisina, un labākais risinājums ir būtu startautisks risinājums, jo nodokļu problēmas jau neapstājas pie Eiropas Savienības robežām. Ja mēs runājam par digitālo ekonomiku, tad mums jā, jāsaskaras ar startautiskiem izaicinājumiem, un startautiski mums tos būtu arī jārisina. Un tāpēc es ļoti priecājos, ka dalība valstis eh, ko dara šajā jomā, bet arī citas jurisdikcijas, eh, es konkrēti domāju ASV, kas digitālajā ekonomikā spēlē ļoti būtisku lomu. Mums ir jāatbrīvojas no idejas, ka uzņēmums tagad ir uh, ēka ar uh, iekārtām, um, darba ņēmējiem, ražošanas tāpām. Tagad um, ekonomikā daudz būtiskāku lomu spēlē citi kriteriji un arī nodokļu tiesības galu galā. galā kalpo par uh, pamatu lēmumu pieņemšanai par to, kur uzņēmums tiks veidots. Un man ir jāteic godīgi, mums pašiem ir jāsatīra savs stālis, jo arī Eiropas uh, Savienībā mēs uh, piekopjam konkurenci, kas nenāk par labu partneriem. Arī Eiropas Savienībā mums ir jārunā skaidra valoda Un tāpēc es aicinu padomi un komisiju rīkoties izlēmīgāk. Es domāju, ka tie ir jautājumi, kas attiecas ne tikai uz eh, konkurētspējas komisāri, arī jums, kā atbildīgajam komisāram, būtu jāķeras klāt nodokļu problēmām. Mums pašiem ir eh, jālikvidē savas eh, nodokļu paradīzes un jādara tas aktīvi. Paldies! Tagad es un D vārdā vēlētos dot vārdu Fernandes kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Nu, pirms dažām minūtēm apspriedām Eiropas centrālās bankas monetāro politiku. Mēs nerunājām par to, kādai jābūt šai Nu, politikai reaģējot uz citu centrālo banku lēmumiem, bet mēs runājām par to, kas būtu jādara attiecību, nerunājam par to, kādam jābūt rezerves līmenim mūsu uh, budžetā vai par naudas plūsmām, un mēs to nedarījām, tāpēc, ka ir uh, Eiropas uh, suverenitāte attiecībā uz monetāro politiku. Un, uh, Tas nebija valstīs 90. gados, kad Eiropas monetārā uh, sistēma sabrika, sabruka un mm, tad it kā bija šī formālā suverenitāte, kuru neizdevās īstenot. Nu, un tas ir tas, kas tagad mūsu priekšā ir ar fiskālo politiku, jo tagad apliekamie mm, lielumi ir arvien mobilāki. Tagad uzņēmumi pārceļ pēļņu no vienas jurisdikcijas uz citu, izmanto mm, visus trūkumus, iespējas, kādas ir valstu likumdošanā, lai nemaksātu nodokļus. Un, un tādējādi valstīm nav mm, suverenitātes veidot fiskālo politiku mm, šajā ziņā, un par to mēs arī runājam, kā atkārtot veiksmi, kāda mums bija monetārajā politikā, lai tas notiktu fiskālajā politikā. Un te mums nav uh, gan ar koordināciju, bet ir nepieciešama minimālās nodokļu māzes uzņēmēja darbības nodoklim. Ir jābūt kopējam nodokļu satvaram attiecībā uz kapitāla plūsmu, nepieciešama kopīgi standārti e, un vadība no Eiropas komisijas, ko kontrolētu parlaments, lai atgrieztu pilsoņiem pārliecību, ka šīs lietas kāds vada un ka tas Nu, nav tikai kaut kādu neskaidru tirgu ziņā. Mums ir jāpaļaujas uz OECD, un ja ne, tad ir jārīkojas, lai atgūtu mūsu nodokļu suverenitāti. Liels paldies! Tagad riņū vārdā Garikāno kungs. Paldies priekšsādātāji Džentiloni kungs. Es vēlētos minēt. Uh, dažus skaitļus. Pagājušā gada Spānijā bija 4 miljoni eiro uzņēmēja darbības nodokļos. Ja bija 390 miljoni ienākumu, Facebook maksā 864 tūkstoši eiro un Netflix uh, samaksāja kolēģi 3146 eiro uzņēmēja darbības nodokļu. 3000 20 Un eh, kas tad ir eh, šis ieņēmumu nodoklis eh, Netflix, lai samaksātu visus nodokļus Spānijā? Tas nav tikai tāds sagadīšanās gadījums, bet parāda to, kā starptautiski uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas Eiropas Savienībā. Kā mēs, džentilīnē kungs, prasīsim pilsoņiem, uh, maksāt nodokļus, ja citi to nedara? Kā mēs varēsim finansēt labklājību valstīs, ja tie, kas visvairāk nopelna, neiegulda proporcionāli atpakaļ? Kā mēs aizsargāsim brīvo tirgu, ja noteikumi visiem nav vienādi? Tas, godātie kolēģi, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībai. Mūsu pilsoņi mūsos raugās un cer, ka mēs atradīsim taisnīgu risinājumu. Mēs nevaram ignorizēt to, ka digitalizācija un globalizācija mainījusi pasauli. Tomēr, kā Ferber kungs norādīja, mēs turpinam saskarās ar jaunajiem izaicinājumiem, izmantojot pagājušā gadsimta risinājums. Arī nodokļiem ir jāpiemērojas jaunai realitātei. Eh, tiek Apņemšanās prasa meklēt noteikumus tā, lai iekasēšana lielākā mērā būtu saistīta ar peļņas gūšanu, lai būtu godīga konkurence tirgos uh, starp uzņēmumiem un starp valstīm. Šī, šā iniciatīva ir jāpieņem globālā līmenī. Viena atsevišķa valsts neko nevar darīt, lai cīnītos pret uh, šo jautājumu, ko plaši izmanto plaši lielie uzņēmumi. Sadarbībai jāplešas ārpus tālāk par Eiropas Savienību. Kā Tjagnī kundze teica, uh, Nav runa tikai par eh, to, ka mēs runātu par digitālo uzņēmumu nodokļiem. Te runa par ko vēl vairāk, jārunā par visiem starptautiskiem uzņēmumiem. Pirmais mērķis sagliet globālu risinājumu OECD ietvaros. Tas būtu adekvāti, bet kā komisāra kungs to teica, es eh, pateicos par apņemšanos, ko jūs teicāt, ka ja 2020. gada beigās OECD nespēja rīkoties, tad mums te būs jārīkojas un var apliecināt, ka mūsu apņemšanās būs tāda, ka mēs rīkosimies. Uh, Un ja OECD nerīkosies, tad Eiropas Savienība pieliks punktu tik nestaisnīgai uh, eh, situācijai. Rezolūcija ļoti būtiski, jo tad Eiropas Savienībai būtu viena balss šajās debatēs un būtu skaidrs vēstījums, kad balstam uh, eh, nodokļu taisnīgumu. Un tad ir skaidrs, ka mēs nepieņemsim to, ka pašnodarbinātie mazie uzņēmumi maksā vairāk nodokļos nekā to, ko pelna lielie uzņēmumi, lai mēs paliekam brīvā tirgu, lai ir vienlīdzīgi noteikumi, lai mēs aizstāvētu savu labklājības eh, valsti ar eh, attiecīgiem resursiem. Liels paldies! Tagad zaļo vārdā Svens Gigolds. Trīs minūtes ar pusi. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jau vairāk nekā 20 eh, gadus universitāte es iestājos par nodokļu taisnīgumu visā pasaulē, minimālās nodokļu likmes, nodokļu caurskatāmība, lai globalizācijas ieguvēji nemaksātu nodokļos mazāk eh, nekā zaudētāji viena tirgus ietvaros gan Eiropas Savienībā, gan starptautiskā arēnā. Un man ir ārkārtīgi sāpīgi redzēt Eiropas komisijas piedāvātos skaitļus par spīti uh, visiem centieniem sadarboties nodokļu jomā Eiropā un visā pasaulē pagājušajā un aizpagājušajā gadā efektīvā nodokļu likme uzņēmumiem noslīdēja zem 20%. Un mēs zinām, ka šīs mazās um, procentu likmes uh, nenāk no tā, ka mazie uzņēmumi nemaksā nodokļus. Uh, bet eh, gan tieši lieliem uzņēmumiem izdodas ehm, tos nemaksāt, izvairīties no maksāšanas. Un tāpēc ir jādomā, kāda destruktīva ietekme ir šim nodokļu netaisnīgumam. Tas taču apdraud visu uh, tirgu. Un, uh, tirgu, kurā visi darbojas vienādos apstākļos. Tas uh, kaitē arī Eiropas uh, iekšējā tirgus idejai, jo iekšējais tirgus, kurā daži uzņēmumi nemaksā nodokļus un citi dara to godīgi, um, nav iespējams nodrošināt godīgu konkurenci. Un tieši tāpēc uh, mums ir jādomā par mūsu Eiropas ekonomiskās sadarbības leģitimizāciju. Eiropas pilsoņi jau tagad uzskata, ka mēs netiekam ar šo problēmu gada, galā. Mēs par to runājam desmit uh, gadiem ilgi, bet nekādus risinājumus neesam atraduši. Un, arī Eiropas komisija, padome un Eiropas parlaments uh, norāda, ka mēs vēlamies uh, citu politiku, tad mums jābūt godīgiem un uh, jākonstatē, ko tad mēs esam sanāk, panākuši. Uh, Mums izdevās panākt, ka starptautiskais banku noslēpums eh, tiek ierobežots. Līdz ar to negodīgi pilsoņi vairs nevar noslēpt eh, Šveices, eh, naudās, Šveices bankās naudu, ko tie citur negodīgi noguldījuši. Tomēr joprojām ir miljoniem pastkastīšu firmu, kas uh, nemaksā nodokļus. Ir labi, ka par to pašlaik notiek sarunas OECD līmenī. Tomēr uh, nepietiek ar pāris maziem solīšiem. To, ko mēs lēmām Junkara komisijas laikā par um, atad um, pirmo un otro direktīvu, tur bija tik daudz robu, ka šīs direktīvas uh, pat nav vērtas uh, tā papīra, uz, kura tas, uz kuras tā ir nodrukātas. Pēc, uh, mēs redzam, ka peļņa tiek pārvirzīta uz eh, valstīm, kur ir 0% eh, nodoklis, tāpēc uzskatām, ka ir nepieciešamas minimālās eh, nodokļu līkmes. Un, man nākas konstatēt, ka dažiem liberāļiem un kristīgajiem demokrātiem uh, ir grūtības samierināties ar šādu minimālo nodokļu likmi. Tieši tāpēc eh, caurskatāmība ir eh, vajadzīga. Austrijas eh, parlaments nu pat atcēla nodokļu konfidencialitāti un ir pienācis laiks Eiropas parlamentam lemt par to pašu pārrobežu kontekstā. Un tagad ideja. Vārdā došu vārdu Gunaram Bekam. Divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze Mēs dzirdam sūdzības par nodokļu dempingu un pārāk eh, zemiem uzņēmumu ieņēmumu nodokļiem, bet uh, mēs to dzirdam jau ļoti ilgi. Parlaments uh, prasa lielāku fiskālo integrāciju, digitālo nodokli un um, vienbalsīgumu principu lēmumu pieņemšanā par nodokļu jautājumiem. Mērķis ir skaidrs. Eh, tas ir jādara izmantojot starptautiskās struktūras, kas eh, vājinātu teikšanu nacionālajām iestādēm. Bet eh, šie lēmumi nevienmēr tiek pieņemti demokrātiski. Un to dara tādas institūcijas kā ECB, tiesas, uh, Un eh, skaidrā valodā sakot, ka tās ir um, atbildīgās institūcijas, kas um, veido ekonomikas un migrācijas politiku. Mēs uh, nevēlamies uh, to, lai uh, šie likumi tiktu pārkāpti, tāpēc mēs um, uh, uzstājam uz to, ka 113. līguma pāns, kas paredz vienbalsīgumu nodokļu jautājumos, būtu jāatceļ. Turklāt um, šobrīd um, nodokļi tiek izmantoti banku glābšanai, nelegālās migrācijas finansēšanai. Vācija viena pati gadus tērē 60 miljārdus eiro uh, nelegāliem migrantiem un vairāk nekā 100 miljardus eiro, uh, eiro uzturēšanai kā tādai. Es aicinu visus tomēr um, atgriezties pie veselā saprāta, nefantazēt par pasaules glābšanu un par valūtu, kurai nav nekāda seguma. Paldies, EKR vārdā došu vārdu Bogdanam Ržonkam. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Nu jā, mēs eh, uzskatām un domājam, ka visi iestājāmies par mm, to, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un agresīvu nodokļu pār plānošanu, vai mēs nevarētu rast eh, vienošanos, vai nevarētu rast arī konsensu starptautiski, ko pieņemtu vairākums valstu. Mūsu ieviestās izmaiņas eh, reāli ietekmēs ekonomikas īpaši attīstītajās valstīs turpmākajos gados nepieciešami vienkārši pamatīgi risinājumi, kas balstītos uz padziļinātākām analīzēm. Diemžēl man rodas iespējas, ka rezolūcija nav īsti uh, konsekventi. Piemēram, mēs eh, paužam gandarījumu par to, ka tiek izveidots tā saucamais otrais pīlārs. Te mēs arī runājam mm, par to, ka tiktu aplikt ar nodokļiem eh, tie mm, uzņēmumi un tiktu ņemta vērā darbības vieta. Tomēr eh, jāteic, ka šis noteikums apliks ar nodokļiem uzņēmumus tādā situācijā, kur uh, ārzemju filiāla ir uh, piedāvājusi pakalpojumu, saražojusi labumus, neraugoties tur, kur aktivitāte notikusi. Un tas viss jāņem vērā, jāievieš atkāpes, lai teksts būtu pozitīvs. Pretējā gadījumā tas var kaitēt vairumā valstu un varētu noderēt tikai atsevišķos gadījumos. Jāņem vērā visu intereses. Paldies! Un paldies! Nu, tagad goe vārdā došu vārdu Gusmau kungam. Brigāta, senjora prezident. Vem... Paldies, priekšsēdētāji. Te ir runa par mm, cīņu pret starptautisko uh, uzņēmumu rīcību, kas rada lielus eh, nodokļu zaudējumus. Šos zaudējumus savā veidā jāiznes uz pleciem citiem nodokļu maksātājiem, kas eh, maksā nodokļus, bet arī valstu mm, iestādēm. Te arī tiek pārkāpts eh, godīgu attiecību princips starp dalību valstīm, jo ir dalību valstis, kas ievieš stratēģijas, lai ekspropriētu mm, pārņemtu nodokļu ienākumus no citām valstīm, kas patiesībā tam pienāktos. Šodien mēs daudz runājam par godīgu konkurenci, par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Tajā pašā laikā mēs pieredzam, ka konkurences eh, princips tiek pārkāpts. Mēs redzam, ka tas notiek ne tikai starp uzņēmumiem vienā un tai pašā jurisdikcijā, bet arī starp uzņēmumiem, kas uh, izvairās no nodokļiem, pateicoties dažādiem pasākumiem, un no savas puses mēs esam vīlušies, ka šajā tekstā netiek norādīts, ka tad, kad runājam par minimālo e, nodokli, e, ka netiek runāts par reālu aplikšanu ar nodokli. Pretējā gadījumā turpināsies šī izvairīšanās spēlīte. Un tagad ir skaidrs, mm, lai būtu arī pateikts, ka tie, kas piedāvāja rezolūciju, uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu e, jāuzņemās iniciatīva šajā ziņā, un tad nevarēs slēpties vairs aiz tradicionāliem aizbildinājumiem, ka tā ir tikai cīņa, bet tas būs iespējams tad, kad visi e, vienosies. Liels paldies! Tagad e, neatkarīgie do, deputāti Nikolau Alavānos kungs Pusotra minūte. Mēs runājam par godīgiem nodokļiem, taisnīgu nodokļu politiku, bet līdz tam vēl ir smaga cīņa mm, izcīnama, lai aplikt ar nodokļiem trešo valstu lielos uzņēmumus, kas konkurē ar Eiropas Savienības uzņēmumiem. Šīs eh, lielās grupas, kas kontrolē tādus ekonomikas sektorus kā digitālā ekonomika, uh, enerģija vai zaļās investīcijas. Runāt par taisnīgu nodokļu politiku ir sliktas gaumes joks, jo mēs redzam, ka Eiropas budžetu kontrolē komisija, un tad komisija deva zaļo gaismu attiecībā uz to, kā tiek sadalīta lielo e, grupu pēļņa, kas paņemta no darbinieku kabatām Grieķijā, tajā pašā laikā ar jaunās demokrātijas budžetu uh, darba ņēmēju un pašnodarbinātie 90, eh, par 93% eh, sniedz savu ieguldījumu attiecībā uz eh, nodokļu ieņēmumiem, kamēr uzņēmumiem šis skaitlis ir tikai 7%. Līdz ar to principā tiek izsmelti cilvēku resursi tajā pašā laikā. Citiem ir pieeja bezmaksas elektrībai, ne tā kā ikdienas patērētājiem uh, vai arī kuģu īpašniekiem, kuriem e, ir mm, bez nodokļiem apliekams, apliekam degviela. Ir e, jāapvērš šī tendence, šī nodokļu politika, jāpieliek punkts mm, šādai situācijai. Lielas paldies! Tagad došu Aņoko Gori kundzei vārdu divas minūtes. Liels paldies priekšsādātā, dārgie kolēģi! Patiešām ir pēdējais laiks panākt, ka arī digitālie uzņēmumi maksā nodokļus. Nav iespējams samierināties ar situāciju, ka Google, Facebook un tam līdzīgi uzņēmumi nemaksā nodokļus, kaut arī gūst visai ievērojams ieņēmums. Ir jāmeklē starptautiski risinājumi plašākā satverā nekā tikai ES robežās, un OECD tam varētu būt kalpot par labu platformu. Es principā varu piekrist tam, ka dalībvalstīm būtu jādod iespējas uh, noteikt nodokļus tur, kur tiek gūti ieņēmumi. Otrakārt, būtu nepieciešams, ja mēs runājam par um, minimālo nodokļu likmi, tad tas man sagādā asas problēmas. Mums nav pat pētījumu, ko tieši tas varētu nozīmēt, kā tas varētu izpausties, un ja tiktu ieviesta minimālā nodokļu likme, man ir viegli iedomāties, ka daudzi uzņēmumi aizieta no Eiropas, jo vēlētos uh, optimizēt savu darbību un uh, doties uz valstīm, kur um, ir jāmaksā zemāki nodokļi. Es domāju, ka tādējādi mēs um, kaitētu konkurencei un um, veicinātu ekonomikas izaugsmi nodokļu paradīzēs. Un, ja uzņēmumiem ir jāmaksā lielāki nodokļi, tiem ir arī lielāks administratīvais sloks. Tātad tas nav pareizais virziens. Mums vispirms vajadzētu veikt pētījumus par to, kāda tam varētu būt ietekme. Un visbeidzot, mans pēdējais komentārs rezolūcijas tekstā es redzu teikumu, ka nodokļu politika būtu lielākā vai mazākā mērā jāharmonizē. Un eh, par to Eiropas Savienībā notiek diskusija. Es domāju, ka tas eh, kaitētu brīvai konkurencei. Uzņēmumi vienkārši izvēlētos aiziet no Eiropas, un mums nevajadzētu pašiem uh, pasliktināt savu konkurētspēju. Liels paldies! Eh, tālāk postānks viena minūte. Dankjewel. Paldies eh, priekšsādātāji. Es runāšu nīderlandiešu valodā. Lielākie eh, pasaules uzņēmumi, tādi kā Google vai Facebook, gūst miljardiem lielus ieņēmumus un praktiski nemaksā nodokļus. Un tāpēc man patīk Francijas valdības izvai, izvēlētā pieeja Mēs vēlamies izveidot nodokļu dienestu, kas gādātu par to, ka mm, nodokļi godīgi tiek maksāti, bet tad pēkšņi uz skatuves parādās Trumps, rāda ar pirkstu, draud. Es domāju, ka OECD ir laba, labs fórums, kur lemt par, šā, par šādu uzņēmumu gūtās peļņas aplikšanu ar nodokli. Un, um, Ja tas tā nenotiek, tad valstu starpā tikai sāksies nodokļu dempings. Mēs saskaramies ar ASV spiedienu, tomēr ir jāgādā par to, lai Eiropa pati uzliktu nodokli lielajiem uzņēmumiem. Ko, ko līdz, kamēr šīs sarunas vēl notiek, mums ir jāpaliek viedokļu līderiem un um, jāstrādā kopā, lai šos uh, centienus virzītu uz priekšu. Uh, ja mēs eh, runājam par nodokļu samazināšanu, tad tā ir tikai liekulība un tas neko nevienam nedod. Paldies! Tālāk vārds Vislāro kungam. Doamna președinte, o să vorbesc în... Paldies, priekšsādātāji! Godājumo komisāru Džentiloniju! priekšstādātājs kundze, referentes kundze. Patiešām šīs dienas diskusija ir ļoti būtiska. Bet šo jautājumu būtu jārisina citādi nekā tas ir darīts līdz šim. Mēs varam atbalstīt sagatavoto rezolūciju un uh, Šodien mūsu mērķis nav vērsties pret multinacionāliem uzņēmumiem kā tautas ienaidniekiem. Mēs nerisinām kāru ar šiem lielajiem uzņēmumiem. Tomēr Eiropā un OECD valstīs ir nostabilizējies uzskats, ka šo uzņēmumu pēļņa ir liela un ka tiek zaudēti nodokļu ieņēmumi, pārvirzot peļņu uz citām valstīm. Mm, tāds ir arī sabiedrības viedoklis daudzās OECD valstīs un arī Eiropas Savienībā. Un šīs balsis kļūst aizvien skaļākas. Ir vērts uzsvērt, ka te Mēs runājam par ētiska rakstura problēmu, par to, kā uzvedas šie multinacionālie uzņēmumi, bet eh, pastāv arī problēmas um, ar koordināciju starp dalību valstīm, un uzņēmumi to izmanto. Turklāt uh, visās valstīs pastāv problēmas ar uh, nodokļu administrācijas uh, kvalitāti Un kāpēc mums vispār ir nepieciešamas tik daudzas fiskālās administrācijas, nodokļu administrācijas? Mums vajadzētu izveidot eh, globālu sistēmu un eh, būtu jāparedz arī <clears throat> minimālā nodokļa likme. Tomēr tas var eh, darboties tikai daudzpusējās atvarā. Te Eiropai būtu jārāda piemērs. Un es vēlreiz uzsveru, ka mēs nerunājam par uh, vēršanos pret multinacionāliem uzņēmumiem. Ir nepieciešama sistēma, lai mazie un vidējie uzņēmumi netiktu diskriminēti un lai Eiropas Savienības dalību valstīs uh, nodokļu likmes kardināli neatšķirtos. Es domāju, ka mēs uh, vēlamies vienkāršu, pāredzamu sistēmu, uh, un um, veidu, kas uh, ļautu Eiropas Savienības iekšējiem tirgum attīstīties. Liels paldies! Uh, tālāk vārds uh, Ernestam Urtasonam divas minūtes. Paldies priekšsādātāji! Mēs ļoti priecājamies par šo diskusiju un rezolūciju, ko parlaments apstiprinās šonedēļ. Ir svarīgi, lai Eiropa um, spēlētu būtisku lomu uh, risinājumu meklēšanā problēmām, ko rada digitalizācija un globalizācija. Ir jānodrošina, ka lielie uzņēmumi maksā godīgu eh, savu nodokļa daļu, tā tas šodien nenotiek, un ir jādomā arī par uh, kopīgu uzņēmumu ieņēmuma nodokli, kas būtu atbilstoši 21. gadsimtam. Mēs nevaram mūžam palikt 20. gadsimtā. Šobrīd uh, ļoti bieži uzņēmumi izmanto transfēra cenas, kas tiek noteiktas it kā darījums notiktu starp um, diviem nesaistītiem uzņēmumiem, bet uh, mums ir jādomā par uzņēmumu aplikšanu ar nodokli kā globālu struktūru. Komisija gandrīz pirms desmit gadiem nāca klajā ar priekšlikumu kopējai konsolidētai uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzai. Uh, un kopš 2016. gada šis uh, priekšlikums ir bloķēts. Mēs joprojām gaidām padomas reakciju. Vēlamies uh, panākt uh, risinājumu saistībā ar šo priekšlikumu līdz nākamā gada beigām, un mums visiem ir jārunā vienā valodā. Ir jābūt uh, kopējam mērķim, lai tas nekļūtu par mazāko kopsaucēju. Un uh, uzņēmumiem Nodoklis ir jānosaka tur, kur tie gūst uh, pēļņu, kur tiem ir klienti, kur tie paraksta konkrēts, uh, konkrētas līgumus. Te mūsu gaidas ir ļoti augstas un ja mums neizdosies atrast risinājumu, tas radīs neusticību, uh, frustrāciju un apdraudēs mūsu nodokļu režīmus. Lielas paldies! Tālāk Metskārtīs, lūdzu, no goja grupas. Thank you, as... Paldies, tāpat kā iepriekšējā runātāja jau teikuši, ir ļoti daudz pozitīvu elementu OECD priekšlikumā, un viens no tiem ir, ka organizācija visbeidzot atzīst, ka e, tiesībām nodokļu jomā ir jāiet tālāk, ne tikai, ne tikai uzliekot nodokļus tur, kur uh, fiziski notiek uzņēmēja darbība, bet Jāsaka, daudz valsts ir tikušas izslēgts no šī uh, procesa, un analīzes uh, rezultāti rāda, ka mums izdosies atgūt tikai 5% no šiem uh, līdzekļiem, kas šobrīd uh, aizplūst uz nodokļu paradīzēm. Mums ir nepieciešama patiesa reforma, bet to mēs šobrīd balstām uz uh, diezgan nestabiliem pamatiem. Uh, Mums ir nepieciešama pilnīgi jauna eh, pār, sistēma un pārēj uz jaunu uh, ilgspējīgu sistēmu. Esmu jau gadiem ilgi uh, brīdinājis uh, par uh, to, cik negatīvi ietekmē šīs silikona ielējas uzņēmuma darbība. Dalībās, kuras ir veicinājušas uh, izvairīšanos no uh, nodokļu uh, maksāšanas, uh, šobrīd ir spiests pārdomāt savu uh, rūpniecības politiku. Mēs šobrīd saprotam, ka ir uh, nenovēršami tas, ka ir nepieciešams jauns uh, reformas, jo pretējā gadījumā no tā cieš uh, parasts ģimenes un strādājošie visur. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Pilēdel Kastilo Verai uz divām minūtēm. Čers, Lielas paldies priekšsādātājiem, komisāra kungs, godātie kolēģi. Digitālās tehnoloģijas mūsdienās eh, vairs eh, nav eh, tikai pats par sevi spēlētājs, bet ir kļuvis par pamatu visos ekonomikas sektoros, kas ir inovatīvi un konkurētspējīgi. Un to iespējams secināt uh, vienkārši novērojot transporta manufaktūru situāciju lauksaimniecībā, turismā, daudzās nozare. Un šajā kontekstā pašreizējais finanšu standārts mm, attiecībā uz fizisko mm, klātbūtni ir ļoti tāls no tā, kas lietas notiek realtātā. Tagad ir daudz digitālie uzņēmumi, kuriem ir klienti un kuri gūst pēļņu, ekonomisko vērtību tajās valstīs, kurās tie fiziski neat atrodas, bet eh, daudzi no šiem uzņēmiem iegūst peļņu, savus aktīvus, mm, kas ir netaustām. Un eh, tad eh, šie finanšu aktīvi balstās uz mm, pagājušā gadsimta ekonomikas principiem, bet šodien dzīvojam globālā pasaulē, kur jāraugās arī globāli. Steidzami jāpielāgo konkur, kompetences normatīvus, te runa ir par tie mm, nodokļu noteikumiem, bet eh, ne tikai tiem. Tas ir tikai viens no aspektiem attiecībā uz konkurenci, jo ir daudz vēl citu mm, principu, kas ir saistīti ar eh, digitalizāciju un globalizāciju. Mums būs eh, noteikti iespēja vēl diskutēt par to šī sasaukuma laikā. Šobrīd runājam par nodokļiem. OECD ir pirmajās pozīcijās debatēs un nepieciešams, lai Eiropas Savienība uh, nezaudētu fundamentālu lietu, proti savu līderību. Tas ir jāuzņemās komisijai, padomēs, prezidentūru valstīm un arī Eiropas parlamentam. Tas tas, ko gaida Eiropas pilsoņi. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Lalikas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, cienījamie kolēģi, mēs visi esam dzirdējuši šo pēdējo gadu uh, nodokļu skandālus. Un kopīgs tam visam ir tas, ka multinacionālajie uzņēmumi izmanto uh, vājos punktus uh, mūsu nodokļu politikā, bet uh, uh, pēdējo gadu laikā mums nav izdevies uh, panākt visu tieši sociālajā jomā. Kāds kolēģis teica, ka mums nevajadzētu tagad padarīt multinacionālos uzņēmumus par saviem ienaidniekiem. Nē, par to nav runa, bet runa ir par to, ka arī šiem uzņēmumiem būtu jādod savu ārtavu, lai finansētu mūsu sociālo sistēmu, darbību un tā tālāk un tā joprojām, bet, protams, te nav runa par šo uzņēmumu padarīšanu par ienaidniekiem. Uh, tūkstošiem miljārdu katru gadu mēs zaudējam, tāpēc, ka šie uzņēmumi optimizē savu nodokļu politiku. Un ar to mēs noteikti varētu finansēt šo ekoloģisko pārēju, kas tik tiešām ir steidzam risināms jautājums. Tāpēc arī OECD uzsākšu iniciatīvu BEPS 2.0, jo mērķis ir eh, panākt to, lai uzņēmumi eh, maksātu nodokļus tur, kur iegūst peļņu, un arī otrkārt, lai tiktu noteikts eh, pasaules mēroga, nodo, noteikti pasaules mēroga nodokļu uh, bāze. Bet uh, mēs tagad aicinām komisiju īstenot šo projektu Eiropas līmenī un lai tam nelikt šķēršus tādu, eh, tādu cilvēku kā Trumps. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Hānas kundzei uz divām minūtēm cienījamie kolēģi un kolēģis, eh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir eh, skandāls. Tik daudz cilvēku Eiropā ikdienas uzņems atbildību un eh, tas viss ir nepieciešams mūsu slimnīcām un mums ir nepieciešami līdzekļi, lai cilvēki varētu īstenot visus šos pakalpojumus. Uh, Daudzi lielie uzņēmumi nenomaksā nodokļus, kas ir paredzēti nodokļu uh, likumdošanā, bet jāsaka arī pavisam atklāti, kāpēc ir uh, vispār uh, šādi trūkumi nodokļu likumdošanā. Mums, kā politiķiem, ir jānovērš tie, uh, šie trūkumi. Un mums ir no, no nepieciešama taisnīga nodokļu politika, nevis uh, tikai uzliekot uh, nodokļu slogu uz mazo uzņēmumu cilvēku pleciem. Uh, 2020. gadā arī Vācijas prezidentūrā ir jāstrādā pie tā, lai mēs eh, spērtu milzīgus soļus uz priekšu eh, šajā jomā. Mums ir nepieciešama 21. gadsimta politika, mums ir nepieciešams izmaiņas, nevis strīdi un sankcijas. Mums ir nepieciešams liels atbildes uz lieliem jautājumiem kopā ar ASV. Mums ir nepieciešama efektīva nodokļu bāze Eiropas Savienībā un OECD Sarunās mums ir nepieciešams panākt vienošanos līdz 2020. gada beigām, jo ja tas netiks eh, panākts, tad ir jānāk klājā ar Eiropas Savienības priekšlikumu likumdošanas jomā, arī apliekot ar nodokļiem eh, digitālos uzņēmumus mums ir jāpārdala šis nodokļu sloks, lai ar iegūtiem līdzekļiem mēs padarītu Eiropu sociāli taisnīgāku, lai mēs varētu padarīt to ekoloģiskāku, un to var panākt tikai ar taisnīgu nodokļu politiku. Lielas paldies! Liels paldies, un tagad vārds Pereiras kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Saskaņā ar aplēsēm multinacionālajie uzņēmumi nenomaksā apmēram 15 miljārdus dolāru, un Tas ir milzīgas summas, kuras valsts varētu izmantot īstenojot savu sociālo politiku un samazinot nodokļu slogu, kas um, šobrīd gūst uz strādājošiem. Tas viss ir neoliberālās politikas rezultāts, brīvas um, kapitāla pārvietošanās rezultāts, um, kas novēc arī pie um, valstu um, administrācijas novājināšanās. Kopīga, kopīgs um, no, uzņēmuma nodokļu pamats ļautu mums vērsties pret lielajiem uzņēmumiem. Mums eh, vajadzētu arī instruments, kas ļauj vērsties eh, gadījumā, ja rodas eh, bažas par to, ka uzņēmumi nenomaksā nodokļus, bet, diemžēl, padomi ir noraidījuši šo priekšlikumu. Mums ir jārespektē uh, dalībās suverenitāte šajā jomā. Liels paldies, paldies, un tagad vārds Tālers kundzei uz divām minūtēm. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr. Priekšsēdētāji, cienījamais komisārkungs, cienījamie kolēģi. Tirgus nekad nav nogaidījis, lai. Uh, um, mēs sagatavotu pienācīgus risinājumus. Un jāsaka, arī šoreiz eh, mums joprojām ir šis izaicinājums. Trūkumi likumdošanā, eh, kas ļauj to ļaunprātīgi izmantot eh, uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā jomā, ļauj šiem uzņēmumiem arī turpmāk iegūt šādu te vadošo pozīciju. Jau 12 gadus darbojos pati kā uzņēmēji un lieliski saprotu situāciju. Šī rezolūcija ir ļoti svarīgs pienesums eh, arī sarunās OECD ietvaros. Un šajā sakarā es domāju, ka um, nebūtu lieka atkārtot vēlreiz, ka mums ir jāatsakās no līdzinējās pieejas, eh, proti, ka nodokļi ka peļņa tiek aplikta ar nodokļiem uh, tur, kur tā tiek iegūta, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu, lik, uh, mūsu uzņēmējdarbība turpmāko gadu laikā noteikti nebūs mazāk digitāla, tāpēc arī mēs atbalstam šo priekšlikumu. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Belgas kungam uz vienu minūti. Thank you! Paldies! Tikai divas lietas dzīvē ir pavisam skaidrs - nodokļi un nāve. Tādi skandāli kā Panama Papers un citi ir parādījuši, kāda ir situācija. BEPS 2.0 ir solis pareizajā virzienā. Ir pilnīgi skaidrs, ka digitālajie uzņēmumi, kā Google un Facebook, noteikti ietekmēs visvairāk šie OECD jaunie priekšlikumi, bet nav pareizi, ka ASV uzskata šos divus pīlārus kā uzbrukumu ASV. Mums ir jārīkojas strauji, jāpieņem abi šie pīlāri un kopīgi jāģe, jārēģē starptautiskā mērogā. Bet šajā nolūkā ir jāpanāk, lai ASV sapratu, ka nodoklis tiek maksāts tur, kur peļņa tiek radīta. Eiropas Savienībā Mums ir jārunā vienā balsī, lai ietekmētu sarunu vešanu starptautiskā mērogē. Ja šīs sarunas neizdos, ja šajā sarunās neizdosies panākt vienošanos līdz 2020. gada beigām, tad, kā jau Fonderlajens kundze eh, teica, mums ir jānāk klajā ar Eiropas risinājumu, lai vērstos pret šo problēmu. Lielas paldies, un tagad vārds Rēgners kundzei uz pusotru minūti. Lielas paldies! Cienījamies komisāra kungs, ar BEPS 2.0 mums beidzot izdosies piemērot savu nodokļu sistēmu 21. gadsimtam. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas ļauj veikt investīcijas eh, skolās, infrastruktūrās un tā tālāk. Uzņēmumiem vajadzētu lepoties, ka tādējādi arī viņi piedalās eh, šo pakalpojumu īstenošanā ar nodokļu palīdzību. Nodokļi ir jāmaksā tur, kur notiek no uzņēmēja darbība. Uh, Un Facebook un Google beidzot ir jādod arī savus pienesums, jo mūsu valstu kasēs pietrūk šo līdzekļu. Par spīti visam šie uzņēmumi nemaksā nekādus nodokļus Austrijā, kur pretī tradicionālie uzņēmumi maksā uh, savu ārtā. Un tas nav taisnīgi, uh, tas rada kaitīgu ietekmi un ar to ir jāizbeidz. Lai BEPS 2.0 darbotos, mums ir nepieciešams caurskatāmība. Mums ir jāzina, kur šie uzņēmumi maksā savodok, savus nodokļus un kur nē. Un mēs nedrīkstam atkāpties, un mums ir jāicina, lai finanšu ministri izbeigtu eh, šo blokādi. Austrija valsts padomē šobrīd beidzot ir izlēmusi par labu uh, šādai, šāds bloķēšanas izbeigšanai. Tāpēc arī mans aicinājums nākamai prezidentūrai aktīvi uh, runāt par šo sistēmu, iekļaut to mūsu darba kārtībā. Un visbeidzot, mums kā Eiropas parlamentam ir nepieciešama ambicioza pieeja šim jautājumam. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama minimālā nodokļa likma 18% mēroga, apmērā. Pretējā gadījumā mums neizdosies izbeigt šo praksi. Paldies! Činkuja, paņi posel, głos zabierze paņi posel. Liels paldies! Un tagad vārds Mārkēs skundzē uz vienu minūti. Izteikšos portugāļu valodā. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, ar šo bloķēšanu padomē iniciatīvas īstenošana OECD, beidzot ir iespēja kaut ko mainīt nodokļu politikas jomā, jo īpaši digitālajā jomā. Nākamā vienošanās noteikti pilnībā mainīs eh, nodokļu principus eh, valsts eh, pasaules ekonomikā. Jāsaka, ka šie soļi uz priekšu tiek spērti ļoti lēnām, un kas attiec uz minimālo nodokļu likmi, tad mums ir jādomā par vienotu likmi arī uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā jomā. Cerāms, ka arī padomu virzīsies uz priekšu Eh, šā jautājuma risināšanā. Taču arī dalībvalstīm ir jāgarantē tas, ka sarunas par šiem abiem pīlāriem tiek īstenotas paralēli. Mēs ceram, ka mums izdosies panākt vienošanos turpmāko gadu, turpmākā gada laikā, arī Vācijas prezidentūras laikā, lai panāktu svarīgu vienošanos, kas nodrošina lielāku nodokļu taisnīgumu Eiropā un arī pārējā pasaulē. Lielas paldies! Lušeņa. Lielas paldies! Un tagad brīvā mikrofona ietvaros mums ir divi runātāji. Lūdzu, vārds pirmajam runātājam. Paldies! Es uzskatu, ka fiskālai politikai jābūt labvēlīgai daudziem. Runājot par aplikšanu nodokļiem, uh, šim režīmam jābūt vienādam visiem. Mēs visi savās valstīs, pasaulē maksājam tur, kur nopelnam naudu. Tas tam pašam jātiecas arī uz multinacionālajām kompānijām, jo nodokļi palīdz veicināt veselības aprūpi, infrastruktūru un citas jomas. Tātad balsošu par šo rezolūciju, jo tad multinacionālās kompānijas maksās nodokļus tur, kur nopelna. Uh, un tam jābūt tā visur Eiropā, un tam jānodrošina attīstība, kas mums vajadzīga. Paldies! Tagad mums ir divi kolēģi joprojām brīvā mikrofona procedūrā. Pirmais ir Čīho Dāru kungs. Okay. Uh, Mr. Kelleher. Uh, uh, uh, Paldies! Man būs iebildumi šīs rezolūcijas sakra. Eiropas Savienība šeit rīkojas unilaterāli, neskatoties uz OECD BEPS ziņojumiem. Ideja tāda, ka nodokļu aplikšanai jābūt taisnīgai, globalizētai, neiesaistot pārējo pasauli. Uh, neklausoties eh, viņu teiktajā. Tas graus mūsu konkurētspēju. Tas eh, neveicinās investīcijas Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība jau tāpat eh, cīnās, lai saglabātu savu konkurētspēju pārējo pasauli digitālās globālās ekonomikas ietvaros. Mums ir ļoti nedaudzas multinacionālās kompānijas, kas ir startupi un kam, kurām ir izdevies uh, Eiropas Savienībā kļūt par lielām kompānijām. Tā tad vēlamies saglabāt šo konkurētspēju, sadarbojoties ar partneriem. ASV mūsu partneris, uh, ja mēs uh, rīkotos vienpusēji, mēs grautu nodarbinātību un konkurētspēju. Paldies! Līdz ar to diskusija par šo tēmu tiek pabeigta ar Gentilon, komisāru Gentiloni uh, secinājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau teicām, nākamie gadi būs izšķirīgi savienībai un vienotā tirgus ilgtspējīgumam, mūsu sociālā modeļa ilgtspējīgumam. Šī iemesla dēļ uzskatu, ka šī diskusija bija noderīga. Divi punkti no manis. Pirmais - jūsu atbalsts, parlamenta atbalsts būs izšķirīgs turpmāko gadu laikā. Pilnīgi izšķirīgs. Ja vēlamies nodrošināt īstu reformu. Otra lieta - komisija strādā lai vienotos par vienoto pozīciju pie OECD galda. Mums jāsadarbojas ar prezidentūru. Viņi formāli vada šīs sarunas. Un es domāju, ka mums būs ļoti laba sadarbība ar Horvātiju un tad arī Vāciju. Teikšu ļoti atklāti. Mēs uh, visi vēlamies globālu risinājumu. Nav tā, ka šī apņemšanās nepastāvētu. Neskatoties uz visām multilaterālajām sarunām, kas rit šobrīd un kas mums jāņem vērā un jāatzīst, mums tomēr ir šī apņemšanās, bet tas neizslēdz alternatīvas. Kā es teicu, uh, priekšsēdētājs man lika strādāt pie globālā OECD risinājuma visiem instrumentiem, kas ir mūsu rokās, visām no tā izrietošajām saistībām. Un, ja tas nav iespējams, tad vienoties par Eiropas ceļu uz priekšu. Lai to darītu, būs nepieciešama spēcīga sadarbība uh, parlamentu un komisiju. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Līdz ar to diskusija tiek uh, slēgta. Tiek, tiek iesniegts rezolūcijas priekšlikums, par to balsosim trešdien. Man šķiet, ka nav vēl visi kolēģi ieradušies, lai skatītu nākamo punktu. Līdz ar to sēde tiek pārtraukta uz pāris minūtēm.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 Und als nächster Tagesordnungspunkt folgt. Nākamais punkts darba kārtībā ir Redmentī kundze ziņojums par makrofinansālo palīdzību Jordānijai. Pirmā uzstāsies referentes kundze Luīza Redžimentī. Buonasera, prezidente. Labvakar, priekšsēdētā kungs, kolēģi, komisāra kungs. Plenārsēdē šo vakar uzstājos kā referente par šo svarīgo dosjē. Man tas ir tiešām ļoti svarīgi. Notika sarunas Inta komitejā un uh, vienbalsīgi šis ziņojums tika uh, atbalstīts. Es uh, uzskatu piešķirt trešo reizi makrofinanciālo palīdzību Jordānijai 500 uh, uh, miljonu uh, um, apmērā. Mums uh, pirms sniegt šo palīdzību uh, bija, protams, jāveic visas pārbaudas, un varam teikt, ka finanšu ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, arī bēgļu uzņemšana, islāmis teroristu, teroristu islāmistu apkarošana ir uzla, uzlabojusies līdz ar to izvērtējot um, situāciju un iepriekšējās makrofinanciālās palīdzības programmas, kas jau tika īstenotas valstīm, varam teikt, ka šie kredīti, kas valstī tika piešķirti, palīdzēja nodrošināt stabilitāti valstī un uzlaboja arī sociālo situāciju programmas um, tika īstenotas ļoti efektīvi, sadarbojoties ar Jordānijas iestādēm, ņemot vērā vāju izaugsmi un um, sarūkošas investīcijas 2019. gada jūlijā Jordānijas iestādes pieprasīja um, vēlreiz palīdzību no Eiropas Savienības, lai nosektu pieaugošas vajadzības, uh, kas uh, izriet no uh, budžeta projekta sakarā ar nestabilo situāciju reģionā. Jordānijā ir ļoti daudz eh, bēgļu no Sīrijas. 2019. Eh, gada septembrī eh, komisija iesniedza šo trešo mm, pakotni par makrofinansālās palīdzības piešķiršanu 500 miljonu eiro apmērā. Uh, ņemot vērā Jordānijas migrācijas krīzi, ņemot vērā to, ka notiek cīņa pret um, uh, teroristiem. Valstī jāgarantē cilvēktiesību ievērošana, bēgļu aizsardzība, un uh, šis aizdevums uh, noteikti kalpos šiem nolūkiem. Tas arī strateģiski svarīgs reģions, partneru reģions. Kā mēs zinām, Sīrijas konflikts negatīvi ietekmējis situāciju Jordānijā. Uh, reģionālā tirzniecība ir izsīkusi, arī turistu skaits ir samazinājies, investori uh, vairs nevēlas darboties valstī, līdz ar to arī kapitāla daudzums uh, valstī samazinājies, veselības aprūpes kvalitāte pasliktinājusies, pakalpojumu preču aprite pasliktinājusies um, Tas izraisīja vājāku izaugsmi pēdējo gadu laikā, un tomēr valsts cenšas uzņemt vairāk um, bēgļu, kas lielākoties uzturas pilsētās, ar kuriem daudz grūtību, bet šiem bēgļiem tiek nodrošināta palīdzība, uh, veselības aprūpe, uh, viņi tiek integrēti, viņiem ir piekļuvē darba tirgumu, kas ir labi, uh, Jordāna ir daudz ko dara apkarojot teroristisko aktivitāti. Jordānija ir Eiropas Savienības strateģisks partneris, apkarojot tirzniecību cilvēkiem, ieročiem. Jordānija aktīvi apmainās uh, persondātiem, e, Interpolu, lai vēl efektīvāk apkarotu terorismu. Jordānijas karaliste joprojām cenšas eh, ievērot cilvēku tiesības, nodrošināt eh, dažādu eh, reliģisko kopienu miermīlīgu sadzīvošanu, īsteno programmas nepilngadīgo aizsardzībai, bēgļu aizsardzībai, tiek veidoti stabili tirgi, uh, Jordānija ir labs tirzniecības partneris, un Eiropas Savienības uzņēmumiem ir labas izredzes uh, veidot uh, kontaktus uh, ar Jordānijas uzņēmējiem. Līdz ar to finansu palīdzība veicinās arī uzņēmēju darbību valstī attiecīgus projektus, kas valstī ir svarīgi. tiks eh, veikti arī kontrolas pasākumi uz vietas, lai, kon, lai tātad pārbaudītu līdzekļu iztērēšanu. Eh, līdz ar to, ņemot vērā visu paveikto, Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta šī Jordānijas iniciatīva un jāsniedz eh, makrofinansālā palīdzība. Un es ceru, ka balsojot rīta būs iespējams uh, uh, pieņemt šo ziņojumu un nodrošināt makrofinansālo palīdzību Jordānijas Haš Hašimītu karalistī. Paldies! Jūs um, izteicāties tik plaši, ka iztērēt, pārtērēt jums atvēlēto laiku, līdz ar to secinājumiem jums būs ap 20 sekundēm. Uh, bet tagad izstāsies komisārs Džentelonī. Paldies priekšsēdī, godājumie deputāti, paldies referentei, godājumai reģimenti kundzei no Intas komitejas par eh, teicamo darbu ar ziņojumu un sadarbības garu. Paldies arī budžeta un ārlietu komitejām par atbalstu. Ir vērts atcerēties, no kurienes nāk Jordānija. Kopš 2011. gada Jordānijas tautsēmniecība būtiski ir E, skāruši reģionāli nemieri, īpaši Irākā un Sīrijā, kas ir e, e, izraisījis negadīts ekonomisks satricinājums. Īpaši eksporti ir bijuši e, traucēti un te ir bijušas problēmas jau 2000. gadu. Reģionālie nemieri ir e, atsaukšies negatīvi uz izaugsmi un valsts finanšu stāvoklis, Sīrijas konflikts arī ir ietekmējis Jordāniju eh, ar to, ka apmēram 1,3 miljonu sīrieši ir ieplūduši valstī, tātad liela bēgļu plūsma, kas ir palielinājis spiedienu uz Jordānijas valsts finansēm, valsts pakalpojumiem un infrastruktūru. Šajām saržģītajos apstākļos Jordānijai līdz šim ir izdevies saglabāt makroekonomisko stabilitāti pateicoties plašai uh, eh, politiski eh, atbildu pasākumu kopumam un starptautiskam atbalstam. Paturot to prātā, uh, komisija 6. septembrī pieņem priekšlikumu jaunai makrofinanciāls atbalsta programmai Jordānijai 500 miljonu apjomā aizdevumos. Balstoties uz divām iepriekšējām makrofinanšu atbalsta programmām, uh, kas tikušas veiksmīgi īstenotas. Jaunais finanšu atbalsts palīdzēs Jordānijai uh, uzlabot savu um, parāda atraktivitāti, tādēļ, ka ir labas uh, aizdevuma likmes un veicināt struktūrālas reformas, lai stiprinātu tautsēmniecības izaugsmu un uh, noturību. Uh, programma ir daļa no starptautiskiem puliem atbalstīt Jordāniju. Protams, uh, šis atbalsts būs uh, ar priekšnoteikumiem. Proti ir jābūt eh, struktūrālu reformu pasākumam, par kuriem vienošanās eh, tiks panākt memorandā un arī SVF programmas pozitīvs pārskats. Mēs tātad eh, Eiropas Savienību pastāvīgi atbalstām Jordāniju, kas saskaras ar neizdevīgu saržītu eh, makroekonomisko situāciju reģionā, kas ir eh, pastāvīgi izaicinošs un nestabils. Eiropas parlaments atbal, parlamenta atbalsts šim priekšlikumam raidīs skaidru iedrošinošu signālu, ka Eiropas Savienība pilda savus apņemšanās un turpina atbalstīt Jordāniju un e, visus tās iedzīvotājus. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Atklājam debati! Pirmais runās ārlietu komitejas uh, vadītājs Davids Mekalisters priekšsēžkungs, godājumās dāmas, cienītie kungi, kolēģi, komisāri. Es kā ārlietu komitejas vadītājs teikšu dažu vārdus par šo tematu. No referentes un no komisāra dzirdējām, ka Jordānija saskars ar milzu izaicinājumiem. Izaugsme palēlinās, valsts parāds aug, bezdarba līmenis īpaši starp jauniešiem pieauga daudzi nelabvēlīgi arī apstākļi tātad. Valsts ir Sīrijas kaimiņos, Irākas kaimiņos, Jordānija, tātad nepastarpināti skār e, eh, smagie bruņotie konflikti reģionā. Jordānijas ziņas, kuras nu pat apstiprināja komisārs Gentiloni, e, ir tādas, ka ap 1,3 miljonu sīriešu pat labāk atrodas Jordānijā. Neskatoties uz milzu slogu valstī un sabiedrībai, valsts ar šo sarežģīto situāciju e, tiek galā priekšzīmīgi. Tādēļ ir svarīgi, ka mēs, kā Eiropas Sanība, cenšamies sniegt Jordānijai makrofinansālo palīdzību 500 miljonu eiro apjomā. Tas ir jāatbalsta viem, e, visiem kopā. E, Es pats būšu 4. un 5. janvārī Jordānijā viesušos šai valstī. Džentilonī kungs, var jums tikai piekrist, ka mums, kā Eiropas parlamentam, būtu jāatbalsta Eiropas komisijas eh, priekšlikums mūsu partneru un sabiedroto Jordāniju arī turpmāk atbalstīt. Paldies! Paldies! Tagad Kostas Mavrīdis. no zālē. Nākamais. Eh, Jeremija Dežerle. Merci. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais komisārta kungs. Reņū grupas vārdā es vēlētos izteikt mūsu atbalstu šim trešajam makrofinanciālajam atbalsta paktam Jordānijai. Uh, Un e, mēs vēlamies atbalstīt šo valsti, atbalstīt to tās centienos nodrošināt staba, stabilitāti un cīnīties pret e, Sīrijas agresiju šajā reģionā. Mēs e, vēlamies stiprināt Eiropas kaimiņu attiecību politiku šajā reģionā, jo tas nāks par labu arī Eiropai. Un mūsu atbalsts ir tik liels, ka mēs uh, vēlamies e, nosodīt to, ka ziņojums sagatavoja ārkā e, galēji labējo spēku referente. Un es tomēr vēlētos vēlreiz uzsvērt, cik nepatīkami ir parlamenta plenārsēdēs dzirdēt destruktīvas eiroskeptiskas idejas. Mēs e, uzskatām, ka šīs politiskās uh, ģimenes eh, klātbūtne šeit ir eh, nepieņemama, un mums tomēr visiem kopā vajadzētu palīdzēt upuriem. Paldies! Tank. Sirsnīgs paldies! Vārds Tierī Marjānī kungam. Zidām. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es eh, vēlētos uzteikt eh, mūsu kolēģis Reģimentī kundzes darbu. Un, protams, šajā ziņojumā ļoti skaidri parādīts tas, kā konflikts Sīrijā ir ietekmējis situāciju Jordānijā, kā tas ir ietekmējis Palestīnas situāciju un kāds ir ietekmējis musulmaņu brālības rīcību. Tas ir destabilizējis visu reģionu. Šī valsts ļoti aktīvi strādā pie tā, lai nosargātu turistu plūsmu šo valsti, un ekonomiskā izaugsme Amanā šobrīd ir bijusi pietiekami stabila. Ja mēs vēlamies atbalstīt eh, kristiešus, tuvajos austrumos, tad mums noteikti ir jāsāk un arī jābeidz ar Jordānas kristiešiem. Tas pats attiecas arī uz kristiešu atbalstu Irākā un kur tad kristieši no šīm valstīm var rast patvērumu. Mēs nevaram pie, pagriezt muguru Jordānijai. Šī valsts šobrīd ir nonākusi krīzē un neviens tai nepalīdz. Jau mēnešiem robeža starp Sīriju un Jordāniju ir pilnībā vaļā, Un ko darīt tiem miljoniem bēgļu, kuri dodas no vienas valsts uz otru, no Sīrijas uz Jordāniju? Es domāju, ka mums Eiropas Savienībā ir jāizveido strateģiska palīdzības programma šai valstī, bet es vēlētos uzteikt abu referentu darbu. Paldies! Un tagad brīvajā mikrofonā tikai viena persona pieteikusies Tudors Zildā Rorū. Paldies, priekšsēžu kungs, komisāra kungs. Es esmu Tudors Čohodāro, doktoris no Rumānijas. Uh, eh, katastrofu palīdzības dakteris, un es priecājos, ka uh, Eiropas Savienība ir radusi pareizo risinājumu. Veselībai nevajadzētu būt ar politiski iekrās, jādara viss, lai palīdzētu cilvēkiem šādās situācijās. Un pat, ja referente ir piedrīgi kādai politiskai grupai, tam nav nozīmes. Jordānijai vajadzīga nauda, lai tā spētu izdzīvot. Un Eiropas parlamentam ir jāparāda, ka mēs esam atvērti tiem, kas ir partneri e, un seko Eiropas vērtībām. Es balsošu par šo ziņojumu. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Paldies, priekšsēža kungs! Vēlējos tikai uzsvērt, ka padome jau ir apstiprinājusi, ka tā atbalstīs Eiropas parlamenta pozīciju, ja tā tiks pieņemta pirmajā lasījumā. Šādā gadījumā process varētu tikt pabeigts mazāk kā četrus mēnešus pēc komisijas priekšlikuma šāda ātra lēmumu pieņemšana eh, par krīzes instrumentu kā makrofinanšu atbalstu ir ļoti noderīga un absolūti nepieciešama Jordānijas gadījumā. Paldies referentei, paldies parlamentam par jūsu apņēmību. Sirsnīgs paldies referentes kundze. Dargie kolēģi, liels paldies par jūsu pienesumiem, īpaši pateicos kolēģim, kas ir dakteris, arī es esmu daktere. Jautājums steidzamība ir tāda, ka mums ir jāspēj e, abstrahēties no savām politiskajām grupām bija anonims pozitīvs balsojums grupā, un tas ir derīgs, uh, un tur tiek aicināts uh, parlaments kopumā, uh, tur tiek apelēts pie tā sirdsapziņas. Mums kā deputātiem ir atbildība šajā jomā, un balsoties uz pozitīvo balsojumu, mēs šo finansējumu varēsim izsvērt. Politiski tam vajadzētu uh, pārkāpt politiskās robežas. Bieži ir arī uh, nepamatot aizspridumi pret manu politisko grupu. Paldies! Līdz ar to šīs debatas ir beigušās. Balsojums būs rīt. Līdz ar to nākamais darba kārtības punkts. Vienas minūtes runas. Bočkārs kundze ir pieteikusies. Lūdzu. Godāmais priekšsēd. Pēdējo gadu gaitā Ukrainā ir bijuši likuma grozījumi, kas būtiski ir ierobežojuši mazākumtautību tiesības. 2015. gadā izglītības likums tiek pieņemts, e, e, kas jau ir tiek implementēts. De, 8. decembrī komisija norādīja Ukrainai, ka eh, Ukrainas eh, šis, šie likuma grozījumi eh, izdara atšķirības starp Ukraiņu un citām valodām, kas ir diskriminējoši. Un tādēļ ir jāstiprina mazākuma tausību tiesības Ukrainā. Šī likuma e, pieņemšana e, jau ir notikusi, bet ir jāatliek tā implementēšana. Atgādināšu, ka Eiropas e, parlamenta prasība ir, lai mazākuma tautības un cilvēku tiesības tiktu vienmēr īstenotas un ievērotas. Tas attiec arī uz Ukrainu un jātiecina uz Ukrainu. Paldies! Paldies! Paldies komisāram par uh, pacietīgo klātbūtni šovakar. Eh, jūs pirmo reizi piedalāties Eiropas parlamentu plenāru sēdē. Čodāro kungs atkal. Paldies, priekšsēd. Šengenes eh, zona ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem sasniegumiem. Šengenes sistēma uh, nodrošina visaugstākos standārtus eh, robežu apsardzībā, un Rumānija atbilst šiem augstiem standartiem. Tādēļ es aicinu padomi izbeigt vilkt laiku un izpildīt Eiropas parlamenta rekomendācijas uzņemt Rumāniju Schengenas zonā. Jiržīs Buzeks, Eiropas parlamenta biežais prezidents, ir to sacījis 2011. gada 8. jūnijā. Ir pagājuši gandrīz desmit gadi, kopš Rumānija ir gatava e, iestāties Schengenes zonā. Es atgriezīšos savā valstī un sacīšu saviem tautiešiem, ka atkal mums ir jālūdz Šeng, e, Rumānijas iestājas Schengenā. Uh, jo mēs atbilstam visiem kristērijiem. Es ceru, ka tas notiks iespējami drīz, jo Rumānijai tiesības būt Schengen zonā. Paldies! Benjana kungs. Paldies priekšsēd. 15. novembrī protesti pret gāzes cenu trīskāršošanos sākās no Irānas un ātri izplatījās Režīms iesaistījās asiņainā eh, protesta apspiešanā, 11. novembrī tas tika pabeigts, eh, kad tika izplatīts, eh, netiek pieļauts ziņas par šo brutālo protestu apspiešanu. Amnesty International ziņo, ka vairāk nekā 300 cilvēki ir nogalināti. Esmu dzirdējis aplēs no citām grupām, ka varētu pat būt 1500 upuru. ANO cilvēktiesību birojas ziņo, ka sievietes un bērni arī tikuši nogalināti vismaz 7000 apcietināto. Aicinu ANO drošības padomu e, e, dalībvalsts un starptautiskā sabiedrība nosodīt e, šīs apspiešanas un prasīt ieslodzīto atbrīvošanu. Visiem ir jāatgūst pilna piekļuvi internetam, kā arī to cilvēktiesības, kas ir aizturēta Irānai, ir jāpilda savus pienākumus attiecībā uz starptautiskām cilvēktiesībām. Tie, Eh, eh, vārdu brīvību un mierīgu pulcēšanās brīvību. Niko Zemsrota kungs. Eiropas Savienība ir dziļā krīzē, un arī es tāds esmu. Esmu šajā izrādē noskaties jau vairākus mēnešus, un man tas neuzjautrina. Nav pietiekami daudz klikšķu, eh, nav intereses, un arī ir vājš saturs. Es vēlos uh, jums visiem sniegt tieši atgrieznisko saiti. Pirmkārt, e, e, šie sižeti ir neiedzīgi. Pirmkārt, mēs runājam par e, mieru, tad mēs būvējam savu, savus armijas. Otrkārt, galveniem varoņiem ir grūti sekot, es nevienu no jums nepazīstu. Treškārt, vēstījums kaut kur izgaist. Mums derētu ņemt piemēru no Eirovīzijas dziesmu konkursu cilvēki e, pievērš uzmanību e, kailajiem, kas dejo. E, ja reitingi paliks tik zemi, tad izrāda drīz beigsies. Labāk pievērsīsim kaut ko, kam, ko ir vērts noskatīties. No Eiropas laustās ir, es esmu Nekro, Niko Zemsrots, un šīs, šī ir Niko Zemsrota izrāde ar Niko Zemsrotu. Paldies, kolēģi! Vai drīkstu jūs lūgt turpmāk savu galvas apsegu noņemt, jo tas neatbilst um, parlamenta cieņai. Tagad ir lūgusi vārdu Pirbakas kundze. Šie kolēģi. Dārgie kolēģi, es uh, vēlētos uh, runāt par skandālu, kas uh, ietekmē eh, miljoniem eh, ārpus Eiropas Savienības dzīvojošo Eiropiešu. Eiropas Savienības dibināšanas eh, līgumā ir ierakstīts, ka cilvēku veselība ir pamatiesības, bet Francijas ār aizjūru reģionu deputātiem nav iespējams saņemt adekvātu palīdzību, jo eh, chlora izmantošana, klordekona izmantošana ir eh, zināma kā kaitīga veselībai, un tomēr Francijas valdība 72. E, Anteļu salās ļāva izmantot šo vielu. Godātie kolēģi, tie ir eiropieši, kuru, kuri cieš šīs vielas rezultātā, un tāpēc es uzskatu, ka Anteļu salās cietušajiem ir jāizmaksā kompensācija. Jā, buenas, buenas tardes. Eh, muchas gracias, señor presidente. E, nākamais, eh, Terča kungs. Paldies. Es vēlētos apsveikt Džonsonu kungu un apvienotās karalists iedzīvotājus ar uzvaru vēlēšanās. Konservatīvā partija, kura ir EKR grupas eh, partija, ir paziņojusi, ka izstājas no Eiropas Savienības un ar to viņus arī apsveicu. Mums eh, nepieciešama tāda pieeja Eiropā vairāk, proti britu attieksme. Es vēlētos uzteikt britu drosmi, bet viņu vēlēšanas patiesībā paver jaunas iespējas Eiropai. Eiropas parlamentam ir jāpadomā, kā dzīvot tālāk, un šis pārdomu periods, tam mēs neizgājām cauri 16. gada vasarā, kad notika balsojums par izstāju. Toreiz mēs neizvērtējām, kāpēc Briti ir pieņēmuši šādu lēmumu, un domāju, ka mums tagad vajadzētu izmantot šo vēsturisko iespēju. Pretējā gadījumā būs daudzi citi, kur sekos Britu piemēram. E, runātājs tiek pārtraukts, bet runātājs atkal ieslēdz mikrofonu un turpina, bet priekšsēdētājs izslēdz mikrofonu vairāk kārt. mums ir, ir tehniskas problēmas tulkiem dzirdēt, ko saka runātājs, jo mikrofons visu laiku tiek atslēgts. Mums radusies uh, problēma ar uh, mikrofonu izmantošanu, bet arī atgādinu jums par laika limitu. Un tagad uzklausīsim Konečnas kundzi. Prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Tērauda industrija jau vairāk kārt ir griezusies pie Eiropas komisijas ar lūgumu palīdzēt viņiem krīzē, bet eh, komisija vienmēr atbild, ka tā dara visu, kas tās spēkos, lai palīdzētu uzņēmumiem, un tomēr skaitli runā paši savu valodu nozare ir ieslīgusi krīzē, ir ļoti daudzi uzņēmumi, kur slēdz savas durvis, un, piemēram, Krakovā ir slēgta liela metāla lietuve, un 1300 cilvēki zaudēja savu darbu. Šobrīd vēl viena ražotne ir apdraudēta, un tajā darbu zaudēs 3000. Slovākijā ir līdzīga situācija. Ja tiešām Eiropas Savienība uzskata, ka tās nākotne ir industriālajā ražošanā, ja tiešām mēs vēlamies iestāties par ekoloģiski tīrāku vai pat tīru tērauda ražošanu, tad mums kaut kas ir jādara, jo patiesībā šobrīd komisija tikai palielina kvotas tā saucamajam netīrajam metālam, kas nāk no trešās pasaules valstīm. Nākamais papadakas kungs. Godātais prieksēdētāji kungs, pēdējās nedēļās daudz deputāti ir izteikušies par traģisko cilvēktiesību situāciju Irānā. Irānā 15. novembrī sākās eh, tautas sacelšanās, ja tā varētu teikt, un šobrīd tā ir apņēmusi jau 200 pilsētas. Irānas režīms mēģina to visu nonicināt, eh, apgalvojot, ka tie ir tikai pāris simti, kas izgājuši ielās, kamēr skaidri runā citu valodu, 12 tūkstoši ir iemesti cietumos, un pāri par 500 ir nogalināti, tajā skaitā sievietes, ļoti daudzi mazgadīgie, tajā skaitā redzat. Šai meitenei Nikai, viņai bija 14 gadi. Es griežos pie visas Eiropas Savienības, griežos pie apvienotajām nācijām, lai tiktu pēc iespējas ātrāk norganizēta faktu vākšanas misija uz Irānu. Paldies, Kacija de Blanco. Gracias, señoría. En Europa se estima que alrededor de 400. Paldies, prieksēdētāja kungs tūkstošiem cilvēku Eiropā dzīvo uz ielas, un apmēram 15% eh, no Spānijas iedzīvotājiem dzīvo nepiemērotos mājokļos. Tas eh, ir pret Eiropas ideju par labklājīgu dzīvi visiem. Un bezpajumtniekus mēs daudz redzam arī Briselē. Es uzskatu, ka mums ir jārīkojās. Ne tikai tāpēc, ka Eiropas sociālajā pilārā ir līdz 30. gadam ierakstīts mērķis palīdzēt visiem, bet gan tāpēc, ka mums ir labi funkcionējoši modeļi, piemēram, Somijā. Somija ir izveidojusi modeli, kas palīdz bezpajūtniekiem, un to mēs varētu arī izmantot. Mums ir jārīkojas. Paldies! Profi Čēni! You, Paldies priekšsēdētājiem. Šī uh, varbūt pēdējā iespēja man izteikties uh, ziemeļrietumu uh, īrijas vārdā, bet vai es pareizi tagad sāku runāt, vai mana kārta pienākusi? Es neredzēju, es neredzu manu vārdu. Nē, jau jūs varat sākt, saka priekšsēdētājs. Paldies, tātad Iespējams, šī ir pēdējā reize, kad varu runāt eh, Ziemeļrietumu Anglijas eh, vārdā, un eh, es vēlos pateikties Eiropas Savienībai. Paldies, ka atbalstījāt mūs, sasaistījāt mūs ar pasauli, paplašinājāt mūsu apvāršņus, investējāt mūsos, iedavat mums infrastruktūru, veselības aprūpu, skolas, izglītību, labāku gaisu, mazāk emisiju, jūs iestājāties par mums globāli, un ziemeļrietumos mums eh, tika radītas arī izdevības, kas eh, bija ļoti svarīgi. Mēs esam pateicīgi. Eh, Anglijas ziemeļrietumi tomēr cer uz labu sadarbību ar kaimiņu valstīm un Eiropas Savienību. Ceram, ka būsim iecietīgi un mana sirds ir lausta, ejot prom no tā visa. Paldies, un tagad Francesco Guerreiro. Francisco Guerreiro. Paldies, priekšsēdētāji. 19. decembrī cilvēktiesība aktīvisti tika izraidīta no Rietumu Saharas. Viņa ir Portugāles pilsone. Un um, uh, viņai uh, Viņam, viņa apsūdzēja tajā, ka viņas pasa nav derīga ceļojumam, tad viņai piedāvā atgriezties Las Palmas, nopirka lidmašīnas biļeti un Marokā viņu uzskata pat par personu non grātā. Marokas iestādes dara visu, lai neielaistu uh, viņu karalistēm represijas no karalistes puses turpinās, un šādi pilnīgi netiek ievērotas cilvēku tiesības. Tam ir jāpieliek gals. Tagad Kristina Andersone. Jā, paldies. Ziemassvētki nu jau tuvojas. Viss skaistākie svētki gadā. Es vēlos izmantot izdevību, novēlēt gaišu Ziemassvētkus visiem un daudz laimes jaunajā gadā. Bet eh, šogad eh, īpaši Ziemassvētku sveicieni eh, iet uz Lielbritānijas pusi, jo Britu tauta parādīja mums ceļu no šīs ES e tirānijas. Un lūk, novēlu jums jauku breksitu, novēlu jums jauku breksitu, lai jūs eh, beigas eh, varētu kļūt brīvi. Es aplaudēju Britu tautai. Paldies! Paldies! Nākamais runātais eh, Radev, Radev Kaneva kungs. Paldies! Jautājums ir, um, vai bez taisnīguma var notikt taisnīga pāreja. Vairāk uh, par 130 tūkstošiem Bulgārijā jāsvin Ziemassvētki bez piekļuves uh, dzeramajam ūdenim. Tāpat laikā piekļuve dzeramajam ūdenim ir uh, uh Eiropas pilsoņu pamatiesības, bet um, uh, uh, lielie uzņēmumi to izmanto saviem nolūkiem. Un šādi valstī zeļ un plaukst korupcija. Mūsu prokuratūra nekad neuzbruka augstāvošām personām, amatpersonām, un tagad uh, mūsu prokurors uh, būs arī antikorupcijas komisijas priekšsādātājs Bulgārijām. Ir jauni vides projekti, kas tiek īstenoti, kur tiek investēti miljoni, bet es nezinu, vai Bulgārijas prokuratūra nodrošinās šo līdzekļu mērķi izlietojumu. Paldies, Cēsars Luena. Nākamais. Paldies priekšsēdētājiem. Spānijā ir um, sālā ūdens rezervārs, un oktobrī uh, tur um, tika novērotas um, daudzas uh, beigtas zīvis, un tika uzskatīts, uh, ka bija problēma ar uh, kaut kur barošanas ķēdē, bet nē, runa ir par intensīvu lauksaimniecību. Jau daudzus gadus lauksaimniecība tiek piekopta nepareizi, ir jāizmanto zaļie filtri, jāatsakās no pesticīdiem, dažiem īpaši indīgiem mums uh, jāatrod risinājumi, un šī konkrētā situācija šajā lagūnā ir jāizmeklē. Reģionam Mursijai uh, tas ir ļoti nepieciešami, un mūsu zivīm to arī ļoti vajag. Paldies, uh, Kelehera kungs! Paldies! Lielu uh, Britānija izstāsies no Eiropas Savienības. Nu, tad uh, droši vien uh, mums izzudīs ekscelences universitātes, jo pārējā Eiropā tik augst, augst reitingu universitāšu pasaules līmenī nav. Tātad mums jāinvestē daudz vairāk izpētē, inovācijās, digitalizācijā. Um, un attīstībā. Mēs runājam par uh, nulles oglekļa ekonomiku, bet mums nav tādu zinātnieku, jo mums nav tik labu universitāšu Eiropā. Tā ir milzīga problēma Eirozonā un arī plašāk raugoties Eiropas Savienībā. Jāstimulē investīcijas, mm, lai mums būtu universitāšu granti, mm, subsīdijas uh, no apvāršņa programmam, mm, valstīm jāparedz tādi budžeti, lai tās arī varētu papildus investēt universitātēs. Tātad pētniecība un uh, inovācijas ir tas, uh, kas mums ir svarīgs, un tas viss sākas universitātēs. Paldies, tagad papadākis kungs. Eiropa padome izteica vairākas vēlmes, bet uh, Turcijas agresiju uh, tas nemazina. Turcija pārkāpja kaimiņu valstu tiesības, uh, kā mēs to redzam uz Turcijas Lībijas pakta piemēra. Vācija tai laikā turpina pārdot ieročus Turcijai. Dažas valstis uzskata, Turciju par strateģisko partneri, ASV, ANO, NATO uzskata Turciju par pilnīgi pilntiesīgu partneri, un Eiropas Savienība arī neapsūdz Turciju nekādos pārkāpumos. Šādas transatlantiskas Turcijas attiecības uh, kaitē mūsu tālam, un galu galā vajadzētu piespiest Turciju respektēt attiecības kaimiņu valstīm, kaimiņu valstu tiesības. Kolēģis Glavaks. Glavakā. Paldies priekšiem. Atļaujiet man īsi atskatīties uz Eiropas zaļo līgumu un tā lomu veidojot citu Eiropu. Turpināšu horvātu valodā. <clears throat> Zaļais plāns, zaļais līgums būs izšķirīgi nozīmīgs Eiropas un pasaules nākotnē. Mēs redzam izmaiņas pasaulē, ugunsgrēki, jūras līmenis, ceļas apdraudot pilsētas un salas. Pagājušo mēnesī Horvātijā reģistrēts augstākais jūras līmenis eh, šajā gadsimtā. Pasaules saskaras ar vienu no svarīgākiem Eh, lielākiem eh, mežu ugunsgrēkiem, eh, daudzumiem ūdeņi ir apludinājuši daudz māju. Horvātijai vairāk nekā tūkstoši salu, kas ir nolēmušas neizmantot plasmasu savā vidē vai mājokļos. Tā ir iespēja izmantot zaļo vienošanos, lai stiprinātu uh, ekonomisko attīstību. Citēšu Banki Mūnu, mēs esam pēdējā paudze, kas var spērt soļus, lai e, nepieļaut, ka klimata izmaiņas būs mūsu beigas. Nākamās paudzes mums nepiedos, ja mēs e, savu, ar šo izaicinājumu netiksim galā. Nākamais e, runātājs Lopesa kungs. Paldies priekšsēd pirms nedēļas Panamas pilsētā. Notika pirmā Eirolat tikšanās šajā sasaukumā. Man bija liels prieks būt līdz priekšsēdim. E, tā bija ļoti svarīga tikšanās, īpaši tādā laikā, kad e, ir liela nestabilitāte reģionā. Eiropas Sanība spēja uh, sūtīt ļoti skaidru vēstījumu. Pirmkārt, atbalsts, atbalsta vēstījums Mēs turpināsim strādāt pie tiem pašiem strateģiskiem mērķiem, pie kuriem esam strādājuši pēdējo piecu gadu laikā. Mums ir jāskatās, kas ir nepieciešams, prots noenkurot institūcijas un cīnīties pret nevienlīdzību. Institūcijas, kurām ir jābūt nomodā par cilvēku e, bažām, bet kas spēj veicināt arī demokrātiju no abiem reģioniem. Deputātiem bija skaidrs vēstījums Eiropas Savienības un Latīņa Amerikas samitam jānotiek un arī ministra līmenī tikšanās. E, nākamais um, runātājs Polaka kungs. Paldies priekšēd. Šeit e, parlamentā ir deputāti, kas e, apbrīno Hitlera um, uh, pārākumu teoriju, viņi mūs vērtē pēc mūsu etniskās izcelsmes, nevis ko darām. Desmitiem tūkstoši nevainīgi cilvēki nomira otrā pasaules karā, tādēļ, ka daudz eiropieši ticējuši šai ideoloģijai. Manā valstī, Slovākijā, tikai pirms dažiem gadiem e, viņi izgāja ielās un maršēja. Tagad viņi vairs nemaršē ielās, bet ir parlamentā. Un Viņi uz savām žaketēm nekaunas Jēzus Krustu eh, piekabināt, kaut gan viņi sludina naidu, bet pasaulē eh, nav pieļaujams šāds ekstrēmisms un naids. Eh, īpaši jaunieši nevar pieļaut šādu uh, senču kļūdu atkārtojumu. Mums jāmācās no pagātnes. Neviens nevar būt pārliecināts, ka fešisms uz viņu neatiec, neviens nevar būt pārliecināts, ka viņi nebūs nākamie upuri. Paldies, Piņēra kungs kundze. Rodrigesa Piņero. Paldies priekšsēd, komisāre. Bieži mums ir bijis jānāk šeit uz plenāru sēžu zāli, lai nosodītu e, e, Rainer lētās avio kompānijas praksi. Šoreiz Belen Veso neļauj ceļot, viņa ir valencieta, tāpat kā es, viņai ir īpaša saslimšana un viņai ir jāizmanto elektrisks uh, ratinkrēsls, parasti ratinkrēsli viņa nevar izmantot, bet Rainers viņai liedza tiesības uh, lidot ar šo elektrisko ratinkrēslu. Viņi atstāja viņu. Bet šis krēsls ir viņas rokas un kājas, viņa nespēja e, savas tiesības uz mobilitāti īstenot bez tā. Man jāuzdod sev jautājums, cik reiz vēl tam jānotiek, cik reiz vēl Rainieram ļaus pārkāpt Eiropas darba tiesības, cik reiz vēl tā uh, pazemos savus pasažierus, kamēr komisijas personas komisārkungs. Pieņemiet, e, strādājiet ar šo gadījumu, un lai tā būtu pēdējā reize. Suzana Čikārdī kundze. Visā Eiropā eh, eh, luksafora etiķete tiek ieviesta barībvielu norādē, lai parādītu, kas ir eh, veselīgi droši produkti ar maz cukura, maz taukiem. Parmesāns atskaitīsies iespējams neveselīgs vai tos, kas toskāns e, šķiņķis vai olīvis. Bet sistēma tātad indoktrinē patērētāju un norāda viņam produkts, kas varbūt kopumā nemaz tik veselīgi nav mūsu vecmāmiņām, vai viņiem vajadzēja šādu Nutri-Score sistēmu, vai viņiem vajadzēja luksusforu etiķetes, lai zinātu, cik olīvas jāliek zupā. Viņas zināja, kas ir labs, viņas zināja, cik veselīgs ir vidusjūra uzturs un šī itāļu produkti. Vienīgā etiķeta, kur mēs vienmēr aizstāvēsim, būs Made in Italy. Matthew Petena kungs, nākamais. atšķirībā no laboristiem un liberāļu demokrātiem, Eiropas Savienībai nevajadzētu savu galvu slēpt smiltīs par Britu vispārējām vēlēšanām. Tas nav rezultāts, ka Britu vēlētāji būtu stulbi vai mēdī, e, fašisti, rasisti vaina, e, klimata noliedzēji Vladimir Putin, Donār, Donald Trump vaina vai mazo zaļo cilvēcību no Marsa. Bet ar tādēļ, ka katrs soli Eiropa ir izvēlēsies dot mazāk, tādēļ, kaut gan tā varētu dot vairāk. Davids Kamerson, um, Mējas kundze, uh, uh, eh, Thatcher un Blērs ir dzīves mums sarežģījuši. Rezultāts ir, ka lielā, piektā lielākā ekonomika uz pa, padome, uh, uz planētas uh, eh, dib, Eiropa padomas dibinātā valsts iztais. Tagad vārds Zviedru uh, nodokļu maksātājiem būs jāmaksā vairāk, Eiropas ietekme pasaulē mazināsies. Johnson kungs ar prieku vedīs sarunas par lielisku. Uh, uh, darījumu ar Eiropas Savienību, bet Eiropa atkal grib mazāk piedāvāt, eh, ierobežot tirdzniecību un pašnoteikšanos. Lūdzu, mācieties, gustiet eh, Brexit mācību. Eh, nācijas un pilsoņi vienmēr gos visvairāk, ja mēs brīvs tirgus un brīvu kultūru atbalstot mm, šo vienošanos. Uh, uh, uh, Austrum Midlands, un tad arī mēs atbalstīsim mūsu eiropiešu draugus, mēs būsim drošāki, zaļāki, eh, laimīgāki. Dagreiz, kolēģi, es gribu sacīt, ka jūs taču zinat, ka izstāšanās procedūra ir trīsdaļīga. Šķiršanās līgums, pārējais noteikumi un sarunas par tālākam attiecībām, un visās trim jomās vēl notiek sarunas. Tagad uh, Irēna Jaureva. sramota. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Protams, jūs nezināt, par ko es runāšu, jo par Eiropu ir tādas lietas Eiropā, par ko mums būtu jākaunās. Šodien es runāšu par Vučaku. Tā Bosnijā Hercegovinā ir nosaukt viena bēgļa nometne, un patiesībā tas ir apkaunojums Eiropas sejā. Mēs eh, esam lasījuši, ka nometne ir slēgta un cilvēki ir pārvesti uz eh, labākiem dzīves apstākļiem. Vai tas tiešām ir bēgļu un migrācijas krīzes beigas? Nē, mums ir nepieciešama adekvāta programma, kas tiešām palīdzētu cilvēkiem viņu izcelsmes valstīs. Uh, jo atkal, atkal mēs tikai ejam uz priekšu, vēl viens gads ir beidzies, un atkal mums nākamgad būs šāda kauna traipa Eiropas sejā. Tomislava kungs nākamais. Paldies! Paldies, prieksēdētāja kungs! Šodien eh, par Eiropas veselības aprūpu runājot un arī pasaulē vēža gadījumu skaits pieaug. Eiropā katru gadu no vēža mirst divi miljoni, un 40% no šiem cilvēkiem varētu nenomirt, ja vēzis taptu atklāts laicīgi. Jā, es zinu, ka balstoties uz Eiropas Savienības eh, dibināšanas līguma 211. punktu, vēža ārstēšana un veselības aprūpe ir dalību valsts suverēna atbildības loma. Un tomēr Eiropas Savienībā ir ļoti daudz instrumentu, kā finanšu, tā likumdošanas, kā cīnīties pret vēzi. Piemēram, pieņemt adekvāti darbojošos direktīvu, tāda jau ir pieņemta par pārobežu veselības eh, pakalpojumiem, par apvārsnes 2020 investīcijas labākās eh, infrastruktūrās. Uh, un tā tālāk. Tā tad nesakiet, ka Eiropai nav rīku, kā cīnīties pret, vē, pret vēzi. Tas ir vairāk parlamenta un komisijas labās gribas vai tieši tās trūkuma dēļ, ka mēs nevaram vēzi apkarot. Cilvēki mirst jūsu negribēšanas dēļ. Kristian. Kristiāna kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Sadarbības un īstenošanas mehānisms eh, tika īstenots Rumānijā pirms tā pievienojās Eiropas Savienībai, un eh, šā mehānisma nolūks bija novērtēt Rumānijas un arī Bulgārijas eh, tiesību sargājošās sistēmas. Be, un doma bija, tā, bija tāda, ka šīm valstīm iestājoties Eiropas Savienībā tiks sasniegts tāds pats tiesiskuma līmenis kā pārējās ES valstīs. Uh, Šis mehānisms šobrīd vairāk netiek izmantots kā tehnisks mehānisms, tas tiek eh, izmantots kā politisks instruments. Un Rumānijā tas eh, ir ne, eh, negatīvi ietekmējis tiesu darbību. Un pēdējais ziņojums par tiesu darbību Rumānijā, pie tam to sagatavoja komisija pati. Šajā ziņojumā uh, tiek eh, izteikti pārmetumi Rumānijā pieņemtajiem likumiem un pat iespējams pamatlikumam. Es vēlētos, lai jūs tomēr komisija pārskatītu to, kā jūs izturaties pret Rumāniju. Tas noslēdz mūsu runātāju sarakstu. Rīt mēs turpināsim pulkstens deviņos programma rītdienai ir publiskota un pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Līdz ar to šodienas uh, sēde tiek slēgta. Jauku vakaru!